Honorevoli kolēģi! Cienījamie kolēģi! Pirms divām stundām uzzinājām, ka Pāvils Adamovičs, eh, Dancigs mērs, nav izdzīvojis pēc vakardienas vardarbības. Tie, kas viņu pazina, atceras viņa eh, devumu pilsoņiem un viņa atvērtību un spēju uzklausīt. Es gribētu Eiropas parlamenta vārdā izteikt mūsu līdzjūtību eh, ģimenei un eh, tuviniekiem un visai Zdaņskas eh, pilsētai. Šis un arī atentāts, kas notika Strasbūrā. Ir cietuši iz, izsakām Strasbūras uh, atentātā cietušajiem. Un vēlreiz mums nākas uh, Uh, apraudāt uh, ekstrēmisma un radikalizācijas uh, upurus Eirokā, Eiropā. Eiropa pirmām kārtām ir dzimusi, lai garantētu mieru un lai stātos spēkā jebkurām vardarbības formām. Un tāpat laikā dažus mēnešus pirms vēlēšanām maijā mēs redzam, kā pastiprinās dažādas radikālās kustības dalība valstīs pēdējās. Uh, nedēļās ir notikušas Ungārijā, Vācijā, Anglijā. Uzbrukumi politisko partiju pārstāvjiem ir pastiprinājušās antisemītisma izpausmes, tāpat arī futbola laukumos spēļu laikā, bet tam jāstāv pretī ar lielu apņēmību. Un tur jāpiedalās visiem. Protams, ka debatēm starp dažādiem viedokļiem ir jānotiek respektējot arī otru pusi, un tas nedrīkst radīt apsaukāšanos un ienaidnieku meklēšana, fiziska un verbāla vardarbība. Iet roku rokā, mums ir jārod cita valoda un nedrīkstam ļaut veicināt naidu, kas ir pretrunā mieram. Un uh, Es aicinu uh, visus domāt, kā viņi izsakās, arī sociālos mēdījos. Uh, Strasbūras atentāts uh, parāda, ka mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Un Eiropas parlaments neapstīkstoši turpinās cīnīties pret visa veida terorismu formām katru dienu un neaizmirsīsim nevienu no bojā gājušajiem upuriem. Mēs šonadēļ arī runāsim ar Strasbūras mēru, kā Uh, godināt decembra upuru piemiņu. Un uh, birojā arī mēs uh, runāsim par uh, diviem žurnālistiem, Antonio Megalici un Partus Peredus Oņecki, kas gāja bojā šajā atentātā. Un, cienījamie kolēģi, es uh, aicinu uh, ieturēt uh, klusuma minūti, pieminot visus uh, uh, naida un vardarbību, vardarbības upurus. dichiaro ripresa la sessione del Parlamento. Atsākam Eiropas parlamenta sēdi, kur ir pārst, um, pārtraucām. kur pārtraucām decembrī. Paldies priekšsēdētāji par jūsu uh, vēstījumu Twitterā. Tas, eh, kas ir noticis eh, Gdaņskā, ir personīga traģēdija. Eh, Gdaņskas mēram Adamovičam, kurš nesen tika ievēlēts, viņš bija man labs draugs, sirsnīgs cilvēks, viņš pastāvēja par Eiropas vērtībām. Tā ir, tas ir dramatisks notikums viņa ģimenei, un tas ir dziļš šoks Gdaņskas pilsētas visiem iedzīvotājiem. Un uh, vakar uh, vajadzēja notikt uh, jaukam labdarības pasākumam Gdaņskā, bet jums ir pilnīgi taisnība, ka Tas atkal mums atgādina šos terorismu uzbrukumus Strasbūrā, kas mums vēl pavisam nesen atmiņā, un pārāk bieži šodienas Eiropā naids un fanātisms aizstāja dialogu, toleranci un draudzīgu līdzās patstāvēšanu Eh, starp dažādu domājošiem, un mums visiem par to vajadzētu padomāt. Rodrīgas, Rodrīgas kungs, Kundze, paldies, eh, priekšsādātāji. Eh, sociāldemokrātu grupas vārdā gribu teikt, tā kā es viņu pazinu personīgi, gribu arī pateikt, kāda ir eh, šīs eh, šausmīgās eh, slepkavības nozīme. Es pazinu Adamoviču kungu kā izcilu vietēju vadītāju, viņš bija mērs, ievēlēts vairākas reizes, un viņš, manuprāt, bija simbols atvērtai sabiedrībai, kas ir spējīga tikt galā, sniegt atbalstu cilvēktiesībām, aizstāvēt minoritātes, lai kur un kādas tās būtu. Es atceros, ka viņš reiz teica sarežģītos apstākļos, ka jā, Gdaņska noteikti nodrošinās apstākļus, lai uzņemtu bēgļus, kuriem ir nepieciešama aizsardzība un patvērums Eiropā. Un tas ir viens piemērs tam, par ko viņš pastāvēja. Jā, tas tik tiešām ir šokējoši, ka pēkšņi visi argumenti, kādi mums eh, ir nepieciešami, lai strādātu demokrātijā, ka to visu eh, aizstāja nāži, slepkavība. To mēs nevaram un nedrīkstam pieņemt, un eh, skaidri teikšu, mēs stingri atbalstīsim tos, kas ir par atvērtu sabiedrību un par cilvēku tiesību aizsardzību, lai kāda būtu cena. Paldies! Honorevoli Kastaldo. Kastaldo kungs nākošais. Paldies, eh, priekšsādātāji. Kā jau jūs eh, norādījāt, eh, šī ir ļoti mm, skumja diena vairāku iemeslu dēļ, un arī Antonio Megalicī mums pietrūks. Un kopā ar savu kolēģi viņš cieta no asiņainas vardarbības, kas ir pilnīgi nepieņemami. Viņu entuziasms, to mēs nekādu nevaram aizmirst. Daudzi kolēģi un uh, Mm, šodien laikā ir uh, pauduši savu uh, vēlmi viņus atcerēties, uh, nodrošināt viņu piemiņu, un tāpēc arī Krasnoders kungs un citi kolēģi, sakojot jau iepriekšējai iniciatīvai no radio puses, mēs aicinam ierosināt studiju, studiju stipendiju jauniem žurnālistiem, kuri varētu finansēt parlaments, jo Uh, šie uh, upuri, kas bija žurnālisti, viņi uh, strādāja par Eiropu un viņi vei, veltīja savu dzīvi tam. Es gribētu atbalstīt šo iniciatīvu, ņemot vērā to, ka mums ir jāturpina un jādod spēks citiem jauniem Eiropas žurnālistiem. Un to vajadzētu arī uh, Mm, atzīmēt mūsu politiskajām grupām, un ar šo žestu ir jānorāda, ka taisnīgums un tiesiskums Eiropā nekad eh, to nesakaus eh, ekstrēmisms un eh, vardarbība. Paldies! Daudzi deputāti ir uh, lūguši vārdu, bet uh, ja jūsu nostāja ir uh, tāda pati, tad aicinu izteikties pa vienam no katras grupas, jo pretējā gadījumā mums būs debates turpat vai stundu. Papadimils kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Mūsu politiskās grupas vārdā. Arī es gribētu pievienot savu balsi tiem kolēģiem, kuri izteicās apliecinot līdzjūtību Gdaņskas mēra piedarīgajiem, kā arī no itāļu nogalinātā žurnālista piedarīgajiem Strasbūrā. Neatkarīgi no piedarības eh, kādai parlamentu grupai, mums ir jābūt vienotiem, aizstāvot demokrātiju, iecietību, tiesiskumu, plurālismu, pret naidu, pret vardarbību un pret rasismu. Paldies! Eh, vēlējās izteikties deputāti Toija Valens un Monteiro. Lūdzu jūs izteikties ļoti kodolīgi un arī ir skaidrs, ka mūsu viedokļi ir samērā tuvu. Valensa kungs, vārds jums. Szanowni Państwo, Paweł Adamowicz został zamordowany. Paldies, priekšsēdētāji. Pāvils Adamovičs tika nogalināts. Viņš bija naida upuris. Viņš uh, kļuva par uh, rasisma upuri. Mums ir jādomā, kā mēs pret to reaģējam un arī kā mēs paši šāda naida runu iz, lai izskaužam no sabiedriskās diskusijas. Uh, šis uzbrukums tika izdarīts ar mērķi piesaistīt pēc iespējas lielāku uzmanību. Uh, Pāvils Adamovičs uh, runāja, uzrunāja cilvēkus un pēc brīža viņam uzbruka un notika šis naidpilnais uzbrukums. Un tā rezultātā esam zaudējuši lielisku cilvēku, patriotu. Pāvils Adamovičs saprata to, ka mēs varam būt lokāla mēroga patrioti, un tikai tā mēs varēsim kopā veidot Eiropu. Paldies! Honorevoli Bizotto! Bizotto Grāci. Icoto kundzei vārds paldies, eh, priekšsēdētāji. Es piekrītu priekšsēdētāji teiktam un eh, visiem tiem, kas jau izteica eh, līdzjūtību Gdaņskas mēra tuviniekiem un arī tiem tuviniekiem, kas gāja bojā Strasbūrā pirms dažām nedēļām. Varbūt, ka arī Čezarā Batisti ir um, saukts pie uh, tiesas Itālijā. Viņš ir terorists, uh, kurš, uh, kuru vairākas uh, valdības uh, neapturēja, un uh, jāsaka, ka visus teroristus ir jāsauc tiesas priekšā. Un Francijas valdībai vajadzētu nosūsīt tos teroristus, kas Francijā glābis. Paldies! Bizņevskas kundze panie przewodniczący! paldies priekšsēdētājam dāmas un kungi! pāvela adamoviča nāve ir briesmīgas vardarbības piemērs. Tā ir patiesa traģēdija mums visiem. Esam pieredzējuši lielu ļaunumu un ir skaidrs, ka šis noziegums ir jāsu, jānosoda. Tajā pašā laikā esam ļoti uh, skumji. Mums ir jādomā par to, kā lai šādu ļaunumu no sabiedrības izskaustu. Mums ir jāierobežo šādas naidpilnas izpausmes. Uh, kā lai mēs nomierinam sabiedrisko diskusiju, mums ir jā, jādara ka, kas, lai pilsētas Eiropā kļūtu drošākas. Tojas kungs, paldies, priekšsādātāji. Es atceros emocijas eh, tajā naktī, ko pavadījām šeit eh, kopā ar kolēģiem Strasbūrā. Eh, šeit parlamentā mēs klausījāmies par kolēģiem, par cilvēkiem, kas bija cietuši, par Antoniju un tāpat arī citiem, kas barbariski cieta. Izteikšos īsi, gribu atgādināt, ka. E, tika izteikts e, priekšlikums e, pēc Antonio nāves, un to izteica Silvija Kosta no kultūras komitejas, un šo iniciatīvu atbalstīja daudzi no mums. Šis jaunais cilvēks Viņš eh, bija iesaistīts universitātes darbā, un es domāju, ka šis priekšlikums ir eh, ļoti laba ideja, lai atbalstītu žurnālistu profesiju un eh, atbalstītu viņu vērtības. Un mums visiem kolēģiem ir jābūt vienotiem un jāatcerās, ka vislabākais veids, kā saglabāt Antonio mūsu kolēģi cieņu un piemiņu, ir katru dienu darboties un panākt lietas Eiropas vārdā un ne tikai runāt. Paldies! De Grafa. Jā. Kungam vārds. Ons medeleven uitspreken voor de verschrikkelijke. Paldies, priekšstādātāji. Arī no savas grupas es gribētu izteikt eh, līdzjūtību eh, Pāvela Adamoviča eh, slepkavības sakarībā. Tā bija šausmīga slepkavība, tas ir briesmīgs trieciens Polijai, un tāpat arī visām Eiropas Savienības valstīm, un diemžēl šī nav pirmā reize, un iespējams, ka arī nebūs eh, pēdējā, kad kas tāds notiek, jo pastāv politiskā atmosfēra šobrīd eh, Eiropas eh, Savienībā, kura gadu gaitā ir kļuvusi ar vien tāda smagāka, un debatas neaprobežojas tikai ar parlamentiem, bet tā, šī debats ir izgājušas ielās. Un es uzskatu, ka uh, signāls uh, politiķiem ir uh, tāds, ka uh, mums ir jārunā, bet mums ir arī jāklausās. Jāklausās uh, tas, ko saka uh, citi uh, cilvēki, un uh, tam ir jābūt uh, spēkā šeit un arī citur. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Šis ir ļoti aktuāls temats, un tāpēc uzskatu arī, ka Eiropas parlamentam ir jānosoda vēl reizi viena no drūmām nodaļām Venecuēlas vēsturē. Es uzskatu, ka Eiropas parlamentam ir jāpieņem rezolūcija, kas pasludina Maduro valdību par neleģitīmu un aicina sasaukt jaunas prezidenta vēlēšanas. Dramatiskā situācija turpinās jau četrus gadus, trūkst zāļu, trūkst pārtikas Eh, vairāk nekā 3 miljonu venecuēliešu baiļu, vardarbības un citu iemeslu dēļ ir atstājuši šo, so, eh, šo valsti. Eh, tā ir bankrotējusi valsts. Un mums ir jāatbalsta venecuēlieši. Viņi ir ieradušies arī manā dzīves vietā, Madeiras salā. Mums ir jāsadzird Venecuēlas tautas balss, un mums viņi ir jāatbalsta arī no šejienes, no Eiropas domnule președinte. Paldies, priekšsēdētāji, deputāti Tapardēlā. Dargie kolēģi, vēlos vērst jūsu uzmanību uz ļoti nozīmīgu problēmu, kas skar desmitiem tūkstošu Rumānijas un citu austrumu un centrāla Eiropas ģimeņu nākotni. Es uzskatu, ka Eiropas parlamentam ir steidzami jāķers pie šīs problēmas risināšanas. Šā, sā, sākot ar šī gada 1. janvāra Austrijā ir spēkā likums, kas pārēdz, ka bērnu pabalsti Rumānijas un citiem Austrum Centrāla Eiropas bērniem, kur vecāki strādā Rumā, Austrijas teritorijā, tiek samazināti, ņemot vērā dzīves līmeni valstīs, kas ir šo bērnu izcelsmes valsts. Tāds stāvoklis nav pieļaujams, eh, apzinoties to, ka pilsoņu tiesības garantē līgumi. Un šeit ir runa par mūsu bērnu nākotni un viņu tiesībām uz nākotni. Esmu sašutusi par to, ka šie strādājošie kuri nāk no centrālās un austruma Eiropas, kuri maksā savus nodokļus, bet viņi nevar izmantot tās pašas priekšrocības, ko pārējie nodokļu maksātāji. Es uzskatu, ka Eiropas institūcijām ir jārieģē adekvātā veidā, un Eiropas komisija ir pienākums sankcionēt šos patvarīgos likumus, kuri apdraud desmitiem tūkstošu bērnu nākotnē. Uh, 13. decembra sēdes protokols ir uh, darīts jums uh, pieejams vai ir kāda vērojuma iebildumi? Eh, Sakojot eh, Katrīnas Stīlers eh, kundzes demisijai, parlaments atbilstoši regulamentam konstatē vietas atbrīvošanos sākot ar 1. oktobru 19. gadu un attiecīgi informē mm, iestādes. Džeims Karvers ir pametis pie grupām nepiedarošos deputātus un ir pievienojies e FDD grupai sākot ar 10. janvāru 19. gadu. Vācijas iestādes man ir nodavušas prasību atcelt parlamentāru imunitāti Monikai Holmājere, lai varētu uzsākt izmeklēšanu Atbilstoši reglamentam eh, šo eh, pieprasījumu izskatīs eh, Tiesu lietu komiteja parlamentā. Esmu saņēmis no FDD grupas saņēmis izmainīt komiteju sastāvu. Šīs nominācijas būs sēdes protokolā. Ja nekāda iebilduma netiks izteikta, tad attiecīgi šie, šīs izmaiņas un protokols tiks apstiprināts. Vairākas komitejas ir nolēmušas uzsākt uh, starpiestāžu sarunas atbilstoši 69c pantam uh, mūsu reglamentā. Ziņojumi, attiecībā uz kuriem šie mandāti tiek lūgti, ir pieejami um, plenārsēdes uh, mājaslapā un to nosaukumi tiks publicēti sēdes protokolā. Atbilstoši 69c pānt otrajam punktam, politiskā grupa vai grupas deputāti, kur skaits sasniedz vismaz video obligāto minimumu, var rakstiski rakstiski pieprasīts līdz nākošās dienas beigām, pusnaktī pēc eh, paziņojuma 14. Janvāra, janvārī, lai lēmums par eh, sarunu sākšanu tiktu izvirsīts balsošanai. Ja šā punkta pirmajā daļā noteiktajā termiņā šāds pieprasījums nav saņemts, tad eh, komitejas varēs uzsākt sarunas. Vēlos paziņot, ka atbilstoši reglamenta punktam 46.2 esmu saņēmis paziņoja, ka tiek apstiprināts Eiropas Savienības akts par plazmas savākšanu, ko ierosinājis Nikola Kaputo un deviņi locekļi, un attiecīgi nododam to vidus un sabiedrības veselības komitejai. Gribu paziņot, ka trešdien kopā ar padoms priekšsēdētāju pārakstījuši sešus tieslieku aktus, kas ir pieņemti atbilstoši parastai leģistavie procedūrai, un attiecīgi šo tiesību aktu nosaukumu tiks publicēti šīs sēdes protokolā. Un tālāk pāriem pie mūsu darba gārtības. Eh, eh, priekšsādātāja konference apstiprināja eh, šīs sēdes darba kārtības projektu, kas jums ir pieejams. Runājot par pirmdienu, zaļo grupa ir lūgusi kā ceturto punktu pirms īsīgu ziņojumu izklāsta pievienot uh, Marietas Šākas uh, Eh, tības ziņojums pār Eiropas Savienības eh, nu, nolīgumu ar Maroku. Un eh, došu tagad autorei, lai viņa prezentē savu lūgumu. Not... Priekšsēdētāji. Ja Marokas Eiropas Savienības nolīgums tiktu pieņemts bez skatīšanas plenārsēdē, tas nedarītu gaudu, godu Eiropas Savienībā. Ir vairākas norādes, ka šis nolīgums neatbilst starptautiskai likumdošanai un ļoti nozīmīgi, lai deputāti par to tiktu informēti. Otrkārt, e, šis e, ziņojums balstās uz iepriekšējo e, ziņojumu, ko sagatavoja deputātā Lonsa treškārt. Eh, parlaments eh, un citas eh, institūcijas neatzīst šī no līguma neatbilstība Eiropas Savienības likumdošanai. Es gribētu Gīvi Verhofstātu pārskatīt viņa iebildumus un noraidījumus ziņojumu skatīšanai plenārsēdē, bet aicinu jūs rīkoties caurskatāmi. Kurš gribētu izteikties pret deputāte Rodrīguša? Against. Es izsakos pret, jo sociāldemokrāti atbalsta šādas debates, bet mēs gribētu, lai tās notiek nevis šodien, bet rīt vakarā. Tas palīdzēs mums sagatavot skaidrāku nostāju diskusijās. Mēs esam par debatiem, bet rītdien vakarā tam ir izcinājums, jo ja jūs to pievienot kā jaunu punktu darba kārtībā un pagarināt eh, sēdi līdz pusnaktī, tad tas ir iespējams. Hautals kundze, vai eh, vēlties eh, atbalstīt šo pozīciju? Uh, savu nostāju vai esat gatavi mainīt savu viedokli? Uh, es domāju, ka šis ir labs priekšlikums no sociāldemokrātiem un uh, no Verhofstāda kunga arī esmu saņēmusi mājienus, ka viņi arī būtu par. Allora. Nu tā tad, Verhofstāda kungs. Clarify, Mr. President. That... Priekšsēdētāji, gribu precizēt, ka mans priekšlikums priekšsēdētāja konferencē tika sagatavots pēc četru koordinātoru pār, uh, eh, ieteikumu no INTA komitejas. Es neesmu pret debatēm, bet apgalvot, ka uh, četri INTA koordinātori aicina strādāt šādā veidā bez debatēm, es tikai darīju zināmu viņu uh, viedokli, un tas nav nekādā veidā saistāms ar politiku, un es domāju, aicinu Hautalas kundzi palūkoties uz lietām no šī aspekta. Io concordo. Piekrītu tā, tad aicinu balsot pār eh, Hautals kundzes eh, priekšlikumu, eh, kā to pauda Rodrigeša kundzes sākam, balsojam, personāla balsojums tā tad otrdien vakarā, lai tiktu mm, iekļauts papildus darbkārtības punkts pirms e, īsā ziņojuma izklāsta. Liksim, rakstīsim tad to kā pēdējo punktu. Tātad par Eiropas Savienības un Marakas e, vienošanos sākam balsot personāla balsojums. Beidzam balsot. Priekšlikums ir noraidīts. Pārējām pie otrdienas sociāla grupa ir eh, aicinājusi izņemt eh, no darba kārtības Eiropa padoms un komisijas paziņojumu pār Eiropa padoms 13. un 14. decembris sēdes eh, secinājumiem. Attiecīgi tad sēde sāktos pulkstens deviņos no rīta. Eh, kurš sociāla demokrāta vārdā izteiksies par šo priekšlikumu? Rodrīgaša kundze, lūdzu. Vai ne, neviens negrib izteikties par, vai kāds ir gatavs izteikties pret? Tādā gadījumā liekam uz balsošanu pieteikumu, kurš izskanēja. Uh, Eh, par to, lai mēs šo punktu izņemtu no darba kārtības. Kurš ir par? Pret? Atturas. Priekšlikums pieņemts tādā gadījumā. E, Eiropadomas un komisijas paziņojumi tiek izņemti no darba kārtības un sēde sāksies otrdien pulksten deviņos. Tādā gadījumā darba kārtība tiek apstiprināta, un mēs tagad varam pāriet pie šodienas debatēm. Ruego, ruego a sus señorías que. Lūdzu tos, kuri nevēlas palikt sēžu zālē, to atstāj netrokšņojot. Savukārt tie, kuri paliek sēžu zālē, ievēro klusumu. damos comienzo al. Sāksim skatīt šodienas darba kārtības pirmo punktu, kas ir deputātu Linsa un Stāsa ziņojums par autorizācijas procedūru Eiropas Savienībā pesticīdiem. Vispirms dodu vārdu referentam deputātam Linsam. Priekšsēdētāji komisāri kungs, cienījamie kolēģi, šodien mēs runāsim par pasākumiem, kas attiec ka jānodrošina mūsu 500 eiro, miljonu Eiropas pilsoņu veselības. Tika mēs izskatījām augu aizsardzības līdzekļu regulas prasības. Un tādēļ arī esam sagatavojuši šo ziņojumu, kas ir augsti prioritārs jautājums. Es pats izaugu zemnieku saimniecībā. Uh, Es savā jaunībā esmu izmantojis auga aizsardzības līdzekļus, un tieši tādēļ arī zinu, cik svarīga ir pareiza šo līdzekļu izmantošana, jā, lai tā tik, tik veikta pareizi. Un, un protams, arī es pats un arī mani bērni, mēs vēlamies, lai arī mēs bez ba bažām varētu turpināt ēst Eiropā audzētos dārzeņus un augļus. Tādēļ tas ir īpaši svarīgs un aktuāls jautājums. Pirmkārt, kā lai mēs uh, nodrošinām to, ka uh, augļi un dārziņi Eiropā ir nekaitīgi. Un no otras puses, kā lai mēs nodrošam to, ka mūsu lauksaimnieks varētu turpināt tos audzēt ilgspējīgā veidā. Esam izskatījuši visdažādākos aspektus. Un esam konstatējuši, ka Eiropas Savienības atļaujušas, atļauju, proce, atļauš, atļauju procedūra ir visstriktākā un visstingrākā pasaulē, bet noteikti ir lietas, ko vēl var uzlabot. Uh, Bet katrā gadījumā te ir jārunā par evolūciju, nevis par revolūciju šajā jomā. Un uh, savā ziņā mēs esam koncentrējušies uz trīs jautājumiem. Pirmkārt, zinātni, otrkārt, caurskatāmību un neatkarību, un treškārt, uz inovācijām. Sākšu ar zinātni. Man bija ārkārtīgi svarīgi, lai atļauju procedūra ir balstīta uz zinātni, lai viss tiktu izvērtās balstoties uz zinātniskiem pierādījumiem. Te nav vieta ideoloģijām. Mēs nedrīkstam balstīties uz aktuāliem politiskiem jautājumiem, emocijām. Otrakārt, neatkarība un caurskatāmība. Ir ļoti svarīga, lai atļauju procedūra paliek neatkarīga un caurskatāma. Uh, un tādēļ tā vajadzētu būt Eiropas komisijai, kas uh, pieņem lēmumu par to, kuras a, iestādes dalībvalstā ir atbildīgas par a, atļauju a, proce, procedūru. Tam visam tajā pašā laikā ir jāsaglabā mūsu Eiropas ražošanas nozars konkurētspēja. Treškārt, inovācijas. Es vēlos atbalstīt inovācijas, jaunāku, efektīvāki produkti. Tam ir jābūt mūsu mērķim Un tas arī ir jāatbalsta ar uh, skaidru un nepārprotamu atļauju procedūru. Domājot par nākotni un uh, nākotni lauksaimniecībā, digitalizācija to noteikti mainīs. Um, mums ir uh, jāsaglabā mūsu vadošās pozīcijas šajā jomā. Es domāju, ka mums ir jāturpina rūpīgs darbs ar Eiropas uh, augu aizsardzības līdzekļu atļauju procedūru, lai šis Eiropas atļauju process būtu skaidrāks, robustāks un saprotamāks. Kādēļ? Mēs vēlamies radīt augstu aizsardzības līmeni, tajā pašā laikā vēlamies garantēt arī nozarei un lauksaimniekiem tiesisko paļāvību un arī inovāciju iespējamību. Un tādēļ aicinu visus trešdien ar lielu balsu vairākumu atbalstīt šo pieeju. Vēlos pateikties līdz referentam Stāsa kungam par ļoti veiksmīgo sadarbību. Paldies arī visiem ēnu referentiem. Es ar ja nepacietību gaidu balsojumu trešdien un arī šodienas diskusiju. Paldies! Muchas gracias, señor Stāsa. Paldies, Stās kungs. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. vairāk kā miljons Eiropas pilsoņu parakstīja Eiropas pilsoņu institīvu. Un kas ir tas, ko viņi vēlas? Viņi vēlas, lai mēs vēlreiz izskatītu atļauju procedūru pesticīdiem. Un uh, Tas ir ļoti labs iemesls, lai mēs eh, tiešām nopietni pievērstos šim jautājumam, un esmu apmierināts arī ar panākto risinājumu. Ir jāatjauno pilsoņu uzticība lēmumu pieņemšanas procedūrai. Pilsoņiem ir jābūt iespējai pilnībā uzticēties tam, ka mēs pieņemsim tādus lēmumus, kas būs visas sabiedrības interesēs, ka tie nebūs lēmumi, kas atspoguļos kādu, uh, kādas privātas intereses vai uh, ražotāju intereses. Kopā ar Linsa kungu mēs sagatavojam šo ziņojumu. Viņš arī pareizi norādīja, ka uh, mūsu pašreizējā procedūra jau ir visrobustākā, visstriktākā visā pasaulē, bet to noteikti vēl varam uzlabot. Uh, no paša sākuma mums ir jāpiemēro piesardzības princips un ir jānodrošina tas, ka atļauju procedūra attiecībā uz pesticīdiem ir caurskatāma un objektīva. Tādējādi mēs spēsim atjaunot arī mūsu pilsoņu uzticēšanās līmeni. Runājot par glifosātu, mēs eh, rūpīgi pievērsāmies šim jautājumam PEST komitejā, bet jautājums vēl nav pilnībā izskatīts. Un tādēļ mēs vēlamies aktīvi uh, turpināt darbu, rūpīgi izvērstēt, izvērtēt visus pētījumus par uh, glifosātu, par tā kancerogēnajām īpašībām. Uh, caurskatāmība un neatkarība. Pietiekami iesniedzējiem ir jāizvirza pienākums visus savus pētījumus publi publiskot. Mēs gribētu, lai piekļuva šai informācijai būtu visiem pilsoņiem, tā lai pilsoņi varētu saņemt visu konteksta informāciju un arī visus uh, pavadu dokumentus, lai pilsoņiem būtu iespēja izsekot visām uh, procesa fāzēm un lai viņi varētu izvērtēt arī pētījumu rezultātus. Pastāvīga komiteja, kurā dalībvalstis pieņem lēmumus, tāda mums ir vajadzīga. Tāpat arī ir jābūt uh, atbilstošam uzraudzības procedūram, jānodrošina piekļuve šīs komitejas protokoliem. Mēs vēlamies, lai dalību valstis būtu tās, kas būtu galda galvenās un vadošās šajā procesā dalībvalsts ir tās, kurām ir pieredze un nepieciešamā ekspertīze. Ir, protams, jānodrošina arī intere, jānovērš iespējamie interešu konflikti. Tāpat arī ir jāparedz atbilstoša loma Eiropas pārtikas nekaitīguma iestādei. Ir jāaptver visi aspekti. Mēs arī gribētu, lai ap apvāršņu programma paredzētu finansējumu neatkarīgiem pētījumiem un projektiem, kas izvērtēs ietekmi uz cilvēku un dzīvnieku veselību un arī ietekmi uz vidi. Un visbeidzot, uh, pastāv problēma, ka informācija gluži vienkārši tiek pārkopēta no pieteik, iesniegtā pieteikuma, un tā tiek iekļauta pēc tam gala ziņojumā. Mēs nevēlamies, lai šāda praksa turpinā, turpinātos. Uh, ir jānodrošina informācijas skaidrība un izsakojamība. Mēs gribam, lai tiktu ņemt vērā pesticīdu ilgtermiņa ietekme uz mazais sargātajām grupām, ir jādomā, kādi ir šie sinerģētiskie, kādas ir sinerģētiskās sakas vai. Un uzskatām, ka ir strikti jāpiemēro piektā panta norma, kā tas līdz šim nevienmēr ir pilnībā darīts. Uh, Nu, arī endokrīnie disruptori noteikti ir uh, jāņem vērā un jāaptver. Uh, sabiedriskas vietas, spēļu laukumi, uh, skolu teritorijas un arī uh, dzīvojamās zonas mēs nevēlamies, lai tajā tiktu veikta jebkāda līdzekļu izsmidzināšana. Un Mm, Haizekampa kunga vārdā gribētu teikt, ka mēs vēlamies piemērot šo 3R principu, proti aizstāt, samazināt un uzlabot. Paldies! Andriju Kaitis! Paldies, Andriju Kaitis! Komisārs Andriju Kaitis! Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie deputāti! Protams, Eiropas pilsoņi sagaida, ka viņu pārtika būs droša un nekaitīga. Un šāda vēlme ir pilnīgi pamatota. Droša pārtika ir viens no mūsu prioritāriem jautājumiem pilsoņiem ir aizvien vairāk bažu par to, kā tiek ražota viņu pārtika. Viņi uztraucas par pārtikas sistēmas ilgtspējīgumu, viņi ir nobežījušies par vides aizsardzību. Un uh, mēs spēsim atbildēt uz viņu vēlmēm tikai tad, ja mācīsimies no iepriekšējiem izaicinājumiem, sadarbosimies un uh, virzīsimies uz priekšu, ņemot vērā visu pilsoņu intereses. Uh, Tādēļ vēlējos teikt parlamentam paldies, ka esat izveidojuši šo īpašo uh, komiteju par pagājušā gada uh, pret īpašo komiteju par pesticīdu atļaušanas procedūru. Uh, uh, Mums bija, ar, tas viss radās plašākā kontekstā, kad notika diskusija par glifosātu atkal atļaušanu, tas bija arī pēc pilsoņu iniciatīvas parakstīšanas, un ir skaidrs, ka mums ir jānodrošina caurskatām uz pierādījumiem balstīta pārtikas nekaitīguma sistēma, un ir jāmaz, jānovērš jebkādas bažas, kas varētu būt Eiropas pilsoņiem par zinātnes neutralitāti, jo galvenais izaicinājums ir. Uh, Mm, tas, kā lai mēs nodrošam to, ka zinātne ir izcila uh, un neitrāla, lai tā nav subjektīva. Un tādēļ uh, man ir liels prieks runāt par īpašās komitejas ziņojumu. Šī īpašā komiteja tika izveidota 17. gadā uh, rudenī pēc tam, kad tika pagarināta glifosāta izmantošanas atļauja uz pieciem gadiem. Uh, Komiteja vēlējās izskatīt atļaušanas procedūru aktīvo vielu izmantošanai un augu, augu aizsardzības līdzekļu izmantošanai. Tāpat arī tika lūgts izvērtēt, kur būtu iespējami kādi uzlabojumi regulējumā. Un viens no galvenajiem rezultātiem īpašās komitejas darbā ir tas, ka ir jāatjauno pilsoņu uzticība Eiropas sistēmai, jo īpaši jāatjauno uzticēšanā zinātniskiem izvērtējumam. Uh, un jāuz, jānodrošina pilsoņu uzticēšanās riska izvērtēšanas sistēmai. Uh, visi pētījumi ir kas tiek izmantot, izvērtējot riskus, visi šie pētījumi ir jāpadara publiski pieejami. Tāpat arī ir jānodrošina uh, pilnīga caurskatāmība un pārskatāmība pa, par regulatīvās komitejas darbu. Tāda regulatīvā komiteja, kas apstiprina un atļauj vielu izmantošanu. Mēs esam panākuši būtisku progresu kopš pagājušā gada. 18. gada aprīļa komisijas priekšlikums par Eiropas Savienības riska izvērtēšanu pārtikas ķēdē caurskatāmību. Mūs šī, šīs institīvas mēģis ir uzlabot caurskatāmību un uzticēšanās līmeni. Uh, ir ņemts vērā vairākas rekomendācijas, piemēram, caurskatāmība riska izvērtēšanā, otra kārta uh, uzticēšanās pētījumiem. Un jārunā arī par šo riska komunikāciju. Jau iepriekš, kad runājām par vispārējo pārtikas regulējuma pārskatīšanu, Eiropas pilsoņi pēdējos gados ir skaidri un atkārtoti pauduši savu vēlmi, lai tiktu nodrošināta lielāka caurskatāmība. Mēs esam rūpīgi uzklausījuši pilsoņus un kopš mana mandāta sākuma esam arī strādājuši pie šī jautājuma. Tika sagatavota rezolūcija par glifosātu. Jūs parlamentā par to balsojāt pirms gada, un tajā jūs uzsvērāt, ka Eiropas Savienības atļaušanas procedūra, ka tā ir jābalsta tikai uz publiskiem pētījumiem. Um, mērķis ir nodrošināt lielāku caurskatāmību, tā arī ļaus uzlabot uh, pilsoņu uzticam, uzticēšanās līmeni riska izvērtēšanas procedūrai. Mums ir jāizvairās no jebkādas subjektivitātes zinātnē, ir jābūt uz pierādījumiem balstītai pārtikas nekaitīguma un drošuma sistēmai, un esmu pārliecināts, tad, kad šis priešlikums tik pieņem, tiks pieņemts, tas mums ļoti būs ļoti liederīgs. Un vēlreiz vēlos teikt jums paldies par pagājušā mēneša balsojumu plenāra sesijā un paldies arī par ļoti konstruktīvu pirmo trialogu, kas notika šo pēcpusdienu. Ņemot vērā to, cik šis jautājums ir svarīgs Eiropas pilsoņiem, es zinu, ka jūs aktīvi turpināsiet darbu, arī sarunās ar padomi, lai mēs nonāktu pie vienošanās uh, mūsu mandāta laikā. Un, protams, varat uh, paļauties uz mani un maniem dienestiem, ka mēs aktīvi ar jums sadarbosimies, lai uh, panāktu nepieciešamo progresu un zināt, ka veselības ģenerāla direktorāts un uh, pesta komiteja ir ļoti veiksmīgi sadarbojušies, sagatavojot šo ziņojumu. Tas ļaus jauno regulu piemērot pēc iespējas ātrāk pesticīdu nozarē, bet vēl pirms šī priekšlikuma pesticīdu jomā esmu jau spēris vairākus soļus, lai palielinātu pilsoņu uzticēšanos, lēmumu pieņemšanas un riska izvērtēšanas procedūrai attiecībā uz glifosātiem un arī endokrīniem traucētājiem. Komisija tagad ir sagatavojusi īpašas mājaslapas. Šajās mājaslapās tiek publiskētas visdažādākā, visas jaunākās ziņojumu versijas un arī sanāksmi protokoli. Esam saņēmuši ļoti daudz lūgumus, eh, lai tiktu nodrošināta piekļuva dokumentiem par pesticīdiem. Kopš šī gada aprīļa visi dokumenti, ir, eh, kas attiecās šo tēmu, ir kļuvuši publiski pieejami. Eh, un pārskatot komitoloģijas regulu, komisijas mērķis ir nodrošināt balsojumu caurskatāmību dažādu komiteju līmenī, tā lai šī informācija būtu pieejama pilsoņiem. Uh, Pest komiteja ir pareizi norādījusi, ka Eiropas Savienībā pastāv viena no pasaulē stingrākajām pesticīdu regulēšanas sistēmām, bet, protams, ka tā ir vēl jāuzlabo. Es piekrītu. Tāda lieta kā perfekta sistēma nepastāv. Vienmēr ir iespējams uzlabot procedūras, vienmēr ir iespējams uzlabot atļaušanas procedūru pesticīdiem un auga aizsardzības līdzekļiem. Uh, tagad mēs uh, īstenojam šo uh, fitnesa procedūru attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļu regulu un arī uz pesticīdu atliekvielu regulējumu. Un mūsu mērķis ir identificēt tās jomas, kur būtu nepieciešami kādi uzlabojumi. Es vēlējos izmantot iespēju un teikt paldies parlamentam, kas ir aktīvi pievērsušies šim jautājumam un Pāvils Pots sagaidāmajā pēst komitejas ziņojumā arī ir pievērsies augu aizsardzības regulai, un parlamenta dienesti ir sagatavojuši arī pētījumu par jautājumu. Mums pastāv zinātnisko konsultāciju mehānisms un komisijas dienestu veikto uh, Eh, auditu rezultāti arī ir pieejami. Lūdzu mūs visus nodrošināt to, ka visa šī pieejamā informācija, pētījumi un dokumenti tiks izmantoti turpmākajā darbā. Eh, pašreizējā eh, tiesiskā ietvara uzlabojumi ir jāīsteno ļoti laicīgi, jo nākamā komisija būs tā, kas pieņems lēmumu, vai ir jāveic kādi grozījumi uh, likumdošanā. Cienījamie deputāti, noslēgumā gribēju uzsvērt to, ka mēs vēlamies saglabāt pārtikas drošumu un nekaitīgumu, nodrošināt augu, dzīvnieku, cilvēku veselību un pasargāt vidi. Vēlos vēlreiz teikt paldies PEST īpašajai komitejai par tiešām ļoti lieliski paveikto darbu, jo īpašu paldies eh, vēlos teikt Andrijau kungam, eh, līdzpriekšsādātājiem, arī paldies referentiem Līnsa un Stāisa kungam un ēnu referentiem. Gaidīšu, ka ziņojums tiks apstiprināts trešdien un varu jums vēlreiz apliecināt, ka visi šie precīzie, specifiskie secinājumi tiks ņemti vērā. Mēs turpināsim intensīvi strādāt, lai uzlabotu caurskatāmību, veicinātu uzticēšanās līmeni un lai nodrošinātu mūsu pārtiks nekaitīguma sistēmas robustumu. Uh, uh komisija savā turpmākajā darbā, arī refit izvērtējumā uh, noteikti izteiks rekomendācijas attiecībā uz pesticīdu regulējumu. Paldies! Paldies, Paldies komisārkungs! Nākošais runātājs deputāta Pilāra Juso. Paldies, priekšsēdētāji, komisārkungs! Pirmkārt, es vēlos apsveikt abus referentus sakarā ar lielo paveikto darbu un viņu nopietno darbu šajā jomā. E, komisija savā darba procesā uzklausīja daudzus ekspertus, kā arī citas personas attiecībā uz pesticīdu autorizācijas procedūru. Es saprotu un atbalstu caurskatāmības argumentus, lai varētu garantēt cilvēku veselību, patērētāju veselību, kā arī e, administratīvo izmaksu samazināšanu. Tomēr e, atzīt, jāatzīst, ka nereti tiek apstrīdēti zinātnisku pētījumu rezultāti, te, un tas notiek ideoloģisku un politisku apsvērumu dēļ. Ir nepieciešams šīs debats organizēt tehniskā un zinātniskā jomā. Lēmums par pesticīdiem ir jāpieņem balstoties tikai uz zinātniskiem kritērijiem un bez jebkādas politiskas vai e, ideoloģiskas iejaukšanās. Eh, EFSA ir aģentūra, ir neatkarīga un tās reputācija ir neapšaubāma. Taču eh, autorizācijai izmantotie argumenti nav vispiemērotākie šo uh, uh, vielu izmantošana var būt ar savām sekām, un priekšsēdētājs uzskata, ka komisijai būtu jāsagatavo paziņojums, lai varētu diskutēt par likumdošanas pārskatīšanu fitosanitāro līdzekļu jomā, lai varētu vienādot eh, procedūras un analīzes veidus. Tas ir nepieciešams un tas ir ļoti būtiski. Paldies deputātei A. Jūso. Nākošais runātājs deputāte Banafē. Paldies. Priekš. Uh, parlaments ir vēlējies ar žuņojumu izskaidr, izgaismot uh, problemātiku un uh, izskatīt šo kritiku attiecībā uz fitosanitāriem apstākļiem ziņojumu. Eh, par eh, ziņojumu jau ir nobalsojis lielais vairākums komitejā. Es eh, gribēju ļoti skaidri norādīt miljoniem pilsoņu, ka, mm, kuri pēdējos gados ir minējuši, ka trūkst caurskatāmības šajā sistēmā un ir uzsākt iniciatīvas stop glifosfātam. Ir nepieciešams sistēmas, lai nodrošinātu, ka cilvēku un vidas aizsardzības sistēmas būtu Eiropas Savienības likumdošanas galvenais mērķis. Un uh, mēs pirmām kārtām esam cīnījušies par to, lai būtu caurskatāmība, neatkārīgums un lai nebūtu uh, EFSAS darbā ar interešu konfliktu. Mēs uh, uzskatām, ka katram uh, tās darbiniekam ir jānāk klajā ar savu interešu deklarāciju. Ir nepieciešams atbilstošais finansējums uh, kompetentām iestādēm, kas novērtē risku un gal galā nepieciešama attiecīga ekspertīze šim apstiprināšanas procesam. Uh, Eh, tāpat arī citi aspekti, kurus eh, jau te minēja iepriekšējie runātāji un eh, kurus noteikti ir jāņem vērā Eiropas komisijai pārskatot regulējumu. Kā jau uh, Eh, ir lūgts nepieciešams izveidot eh, vigilances uzraudzības eh, sistēmu tātad pēc laišanai apgriez, apgrozībā konkrētām vielām. Sociāla demokrātu grupa ļoti uzmanīgi uztver šo risku izvērtēšanu attiecībā uz sensitīvākajām grupām un attiecībā uz pesticītu izmantošanu tuvumā publiskām vietām, skolām, bērndārziem. dārziem Un nepieciešams investēt inovācijās, attīstot jaunus eh, inovatīvus fitosanitāros produktus. Un šajā kontekstā, eh, kā jau parlaments ir lūdzis, būs nepieciešams specifisks regulējums attiecībā uz eh, zema riska bioloģiskas izcelsmes pesticīdiem. Es pozitīvi vērtēju, ka trešdien jau mēs nobalsojām ar lielu vairākumu par šo ziņojumu. Tajā sadarbojās divi līdz referenti, kuriem arī pateicos. Un, mūsu eh, devums arī. Paldies par to, tiek ņemts vērā izstrādājušo ziņojumu. Paldies. Gracias, senora Bonafé. Senora Makintāja. Makintājas kundze nākošā. E Eiropas Savienības apstiprināšanas procesa auga aizsardzības produktiem ir eh, viena no stingrākajām sistēmām pasaulē. Tāpat laikā, lasot pēc komitejas ziņojumu, nu, nerodas šāds iespējas. Neskatoties uz eh, to, ka ir uzklausīti dažādi eksperti un iestādes, eh, ziņojums ir sagatavots ļoti selektīvā veidā. Un daudzi šo ekspertu devumi, daudz ekspertu devumu nav ņemt vērā. Saturs neatspoguļo tos viedokļus, kāda kāda mums bija tā vietā. Tur vienkārši ir atgremots tās pašas, eh, tie paši mīti, ka mēs esam procesa sākumā pat tad, kad jau ir skaidrs, ka uh, eksperti ir izteikuši savus viedokļus. Uh, ref, ziņotāja dalību valstu sistēma ir vāja. Un uh, jāsaka, ka tas. Uh, Eh, visus to visu ir norādījuši eksperti, tomēr tāpat laikā daudzi eh, no šiem faktiem tomēr eh, un nostājām netiek apstrādāts, apstrīdāts ziņojumā, un tas viss tiek izmantots vēlēšana kampaņai, mm, kas tuvojas. Tā ka ziņojums ir ļoti ap, bēdinošs un um, nelāgu viedokli rada par institūcijām. Un tāpēc mēs balsosim, esam iesnieguši grozījumus uh, plenārsēdē, lai kolēģi varētu balstot un uh, uh, reāli, lai ziņojumā atspūgļotos saturs, nevis tikai selektīvs kaut kāds konkrēti deputātu viedoklis tur būtu. Mums ir nepieciešams balstīties uz faktiem un uz zinātnes atzinumiem, izstrādēt savus ziņojumus un uzskatu, ka ceru, ka parlaments saskatīs vērtību šādai pieejai un atbalstīs ECR grupas iesniegtos grozījumus. Mūsu pašreizējā situācija nav perfekta, to noteikti var uzlabot. Mēs noteikti varam strādāt, lai uzlabotu caurskatāmību, Komisija jau to ir darījusi savā priekšlikumā, lai pārskatītu vispārējo mm, pārtiks eh, vielu eh, regulējumu. Mēs varam atbalstīt jaunas lauksaimniecības metodas, kas var samazināt pesticīdu lietošanu un jādomā par jaunām aktīvajām vielām, kas eh, esošo ķīmijas sistēmu mm, padarīs par novecojošu. Kāds Greenpeace aktīvists uzteica pēdējā uzklausīšanā, ka tie nav trūkumi likumdošanā, kas mums jārisina, bet vairāk jādomā par īstenošanas uzlabojumu ziņojumiem. Tātad šim ziņojumam ir jāatspoguļo līdzsvarots viedoklis, eh, kas atspoguļo eh, regulas eh, mērķus. Un tāpat laikā viedoklis, pat ja tas ir nērti kādai politiskajai grupai un kampaņas vedējiem. Paldies! Gracias. Paldies! Nākošais runātājs Frederika Rīsa. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, Diviņi darba mēneši, astoņas sanāksmes, trīs misijas un skaidrs mandāts. Ļoti rūpīgi izvērtē to, kā darbojas mūsu pesticīda autorizācijas sistēma un ir tīpaši ieskicēt veidu, kā strādāt nākotnē. Lūk, īsos vārdos mūsu veikums. Bet es vēlētos pateikties referentiem Stāsam un Linsam par lielisko sadarbību ar viņiem, kā arī vēlos pateikties Erikam Andrjē, kurš ir prasīgs un zinošs komitejas priekšsēdētājs. Šodien mēs runājam par sagatavoto tekstu. Mūsu ieteikumi ir eh, ļoti spēcīgi, un mūsu galvenās rūpes ir Eiropiešu veselība. Mēs vēlamies uh, rūpīgi izvērtēt esošos trūkumus pesticīdu autorizācijas sistēmā un piedāvāt nekavējošu piemērojumu prasību sārakstu. Pirmā prasība, un tā attiecas uz pārtiks drošuma aģentūru, eksperti, kuri strādā nozarē, tiem ir jātiek izslēgtiem no pesticīdu autorizācijas eh, procedūrē. Tas stiprinās caurskatāmību kā arī ir būtiska publiska reģistra veidošana. Tāpat mēs pieprasām, lai tiktu palielināts EFSA budžets, lai stiprinātu tās efektivitāti un neatkarību. Atgādināšu to, ka šodien EFSA budžets ir četras reizes mazāks nekā Eiropas zāļu aģentūrai. Es uzskatu, ka pārtikas drošums, drošums ir pelnījis labāku izturēšanos Glifozāta jautājums nereti bija mūsu diskusiju centrā, un mans jautājums komisāram ir sekojuši vienkārši. Kad jūs esat iecerējuši sākt piemērot likumdošanu, sagatavot pirmo negatīvo sarakstu ar formulām? Mēs zinām, ka eh, sinerģistu un pievienoto vielu saraksts ir ļoti būtisks. Tāpat aicinām veic, veidot politiku nulle pesticīdu publiskajā telpā un paplašināt aizliegumus citiem neonikotinoidiem, kas nogalina bites. Un noslēgumā vēlos teikt, ka Eiropai nav citas izvēles. Eiropai ir jāpieturas pie pest komitejas ieteikumiem un Uz to ir jābalstās pieņemot lēmumus. Paldies! Nākošais runātājs deputāts Vaita. Paldies priekšsēdētāji. Bieži vien 10 līdz 15 procenti augu, a, ražas pieaugums ir tas galvenais arguments par pesticīdu izmantošanu. Bet a, kāpēc mums ir vajadzīgi pesticīdi, ja a, tas nogalina vairākas sugas, nomazina pie bioloģiskās daudzveidības samazināšanās vai noved pie veselības līmeņa pazemināšanās? Tā ir tiešām ļoti augsta cena, ko mēs maksājam. Uh, Un uh, rada bažas uh, arī tas, ka daudzi no pesticīdiem uh, nav pieļauti, ka tie ir ļoti kaitīgi potenciāli gan videi, gan pilsoņiem, gan arī lauksaimniekiem, kas šos pesticīdus izmanto. Ar caurskatāmību, ar koncernu kontroli, domājot par nākotni, ar striktāku kontroli, kurā tiktu ņemt vērā arī vides aspekti labāk. Uh, lai visi šie aspekti tiktu rūpīgāk izvērtēti, mums uh, ir jādomā par to šajā ziņojumā. Makintāras kundze, jūs runājat par to, ka šajās grupā, šajā ziņojumā tik runāts par atsevišķu grupu viedokļiem. Es gribēju jautāt jums, uh, ja domājat par kaut kādiem kompromisiem ar Eiropas tautas uh, partiju, sociāldemokrātiem, zaļajiem, visi šeit ir gatavi iziet uz kompromisu, izņemot jūs, Makintāras kundze, kas ir sagatavojis vairāk kā simt grozi grozījumi, kas vēlas, ar kuriem vēlaties iznīcināt šo ziņojumu. Es tiešām nedomāju, kas ir tas, ko no mums sagaida mūsu pilsoņi. Paldies! Gracias. Senora... Paldies, deputāti Hāzkamp. Europa's goedkeuring van uh, Monsanto's glyfosaat Paldies eh, priekšsēdātāji. Eiropas eh, Savienības veiktā autorizācija glifosfātam eh, bija skandāls. Monsanto griezās pie Vācijas institūta, lai veiktu riska izvērtēšanu, un komisija un EFSA ļāva iziet cauri šīm apstiprinājumam. Tātad tas bija tāds kopīgs viņu darbības rezultāts. Jāsaka, ka Ehm, tika izstrādāti apšaubāmi pētījumi, tos izdarīja paši nozars pārstāvi, un eh, nepieņemami riski ir eh, pieņemti un uzņemti attiecībā uz simtiem miljonu cilvēku un dzīvnieku dzīvību. Arvien vairāk eh, indīgas vielas tiks iepumpētas mūsu ūdeņos, zemē un mūsu ķermeņos. Īpašā Īpašajā komitejā mēs eh, arī aplūkojām eh, šo minēto skandālu, domājot par pesticīdu apstiprināšanas eh, sistēmu. Un rezultāts tomēr ir pozitīvs. Ja nepieciešams vairāk caurskatāmības un neatkarīgums, tad jāizmanto mazāk šo indīgo vielu un Tās ir jāaizliedz eh, lietošanai publiskās vietās un eh, tās nedrīkst eh, lietot pārmērīgos daudzumos. Eh, tādējādi norādot, ka eh, glifosfāta lietošana atliek līmeņos ir eh, labāka un pieņemamāka. Tāpat arī par šo vielu klātbūtni dzīvniekos un pārtikā es ceru, ka rekomendācijas tiks atbalstīts, ka to atbalstīs padome un komitei, komisija. Mums ir jāsakārto šis. Šī situācija attiecībā uz tām indēm, kas jau pastāv vidē. No glifosfāta noteikti ir jāatsakās, Eh, vairāk kā miljons pilsoņu to ir vēlējušies, un, eh, kā jau es iepriekš teicu, nu, jāatsakās no lauksaimniecības subsīdijām. Muchas gracias. Paldies. Nākošais runātājs Mirija Dornano. Paldies, priekšsēdētāji. Godājumie līdzreferenci Komisārkungs 17. gada martā Amerikas Federālā tiesa deklasificēja vairāk nekā 250 lapušu dokumentu Monsanto sakarā, eh, kur tika parādīts, ka agroķīmijas uzņēmums jau pirms jau 20 gadiem bažījās par glifozāta mutagēnojiem riskiem, kas ir eh, pasaulē visplašāk izmantotā fitosanitārā eh, molekula. Molekulu. Tomēr uh, E, ķīmisko produktu aģentūra sagatavoja ziņojumu, kurā glifozāts tiek atzīts ne par kancerogēnu, ne par mutagēnumu. Izcēlās Monsanto skandāls, kas uh, e, izskanēja visā pasaulē. 17. gada beigās Eiropas komisija paziņoja uh, par pie, pieļemamu Eiropas pilsoņu iniciatīvu aizliegt glifozātu un pasargāt iedzīvotājs un vidi pret toksiskiem pesticīdiem. To parakstīja vairāk nekā miljonus pilsoņu. Drīzumā pēc tam Eiropas parlaments izveidoja īpašo komisiju pesticīdu jautājumā. Es biju savas grupas koordinātori un piedalījos visās sanāksmēs, kas tika organizētas autorizācijas procedūru sakarā. It es it īpaši biju pārsteigts saskaroties ar neskaidrībām un pat meliem vairākās atbildēs. Pseido zinātniski pesticīdu aizstāvja agroķīmijas lobētāji bija klātesoši. Tika sagatavots eh, vairāk nekā tūkstots grozījumu šī ziņojuma sakarā. Es uzskatu, ka ziņojums nav pietiekam tālējošs un ir ar antagonistiskām nostādām metodēm. Šobrīd plenārsēdē ir iesniegts 152 grozījumi, no kuriem liels uh, vairums atbalsta pesticīdus. Tiek aicināts svītrots uh, traucējušās teksta sadaļas vai to pārrakstīts. Es no savas puses iesniedzu vienu grozījumu, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi steidzams un ir ļoti nopietns Šeit ir runa par regulas grozījumu, lai nodrošinātu patiesu maz aizsargāto grupu aizsardzību, lai bez kavēšanās un atkāpēm atceltu e, pesticīdu izsmidzināšanu, e, skolu, bērnu dārzu, dzemdību namu un veselības aprūpas iestāžu tūmā. Es saņēmu vairākumu politisko grupu. E, Uh, atbalstu šim grozījumam, kas apliecina tā līdzsvaroto raksturu. Ja tiks pieņemti propesticīdiski grozījumi, kas sagrozīs jau tā šo kautrīgo tekstu, tad pilnīgi skaidri varēsim teikt, ka uh, kārtējā, kārtējo reizi ir runa par lobiju uzvaru, kuri varēs uh, Gavilēts aicina pieņemt grozījumus, kas ir paredzēti iedzīvotāji tīpaši visneaizsargātāko protekcijai. Paldies, nākošais runātājs deputāts Lozo. Paldies, priekšsēdētāji. Pest komisija tika izveidota pēc Monsanto skandāla. Tās mērķis nebija ne Eh, veikt tiesas procesu pesticīdu sakarā, bet noteikt trūkumus Eiropas procesā un tos novērst. Kā jau nereti arī šoreiz. Liels starps beidzās ar sīku rezultātu. Eh, viens no mūsu kolēģiem, eh, Bruno Golnišs, sacīja, ka šeit Šis ir dāvana parlaments. Ir jāgatavo dāvanas visiem, izņemot uh, saviem brāļiem, izņemot gadījumus, ja mūsu brāļi strādā ENF grupā. Šāda nostāja vēl vairāk pasliktina situāciju. Paturēsim prātā, kā liela iedzīvotāju daļa aizvien vairāk pieprasa vairāk nacionālās suverenitātes, un tā ir daļa no politiskā sektārisma. Eh, abu līdzreferentu labie nodomi tika noslūc, noslīcināti labi domājošo eiropeistu eh, centienos. Un domāju, ka vairākums kolēģu vienojās par vienu jautājumu. EFSA E, finansējums ir ļoti dāsns, tās nestrādā pietiekami efektīvi. Diemžēl daudzi vēlas vēl aizvairāk stipri, vēl vairāk stiprināt tās finansējumu ietekmi. radīt vairāk problēmu Eiropas Savienībā, lai pēc tam varētu tās risināt. Mēs redzam, kāda, e, kādas ir politiskās kustības Itālijā, Austrijā, e, Polijā, dzelteno e, vestu kustība. Eiropas tautas nevēlas vairāk Eiropas, Eiropas tautas vēlas izdzīvot. Mēs balstījāmies savos grozījumos uz aktīvo vielu autorizācijas pieteikumiem. Ir jāņem vērā lauksaimnieku pieredze un eksperimenti ar pesticīdiem. Tiem ir jānotiek caurskatāmā veidā, un šai politika ir jāveido saskanīgi ar Eiropas komerciālo politiku. Tas nozīmē, ja tiek aizlieta e, tā kāda viela Eiropā, tad arī nedrīkst pieļaut tās izmantošanu importētos produktos. Es aicinu EFSA vadītājs pilnībā pārskatīts autorizācijas sistēmu. Šādu eh, pārskatīšanu piedāvā mūsu grupa, bet pagaidām notiek pilnīgi pretējs process. Paldies! Gracias. Paldies! Nākošais runātājs deputāts Pēterle. Paldies! Cienījamies komisāra kungs, kolēģi! līdzreferenti. Mums viņiem jāsaka paldies par ļoti labi paveikto darbu. Paldies arī komisāra kungam. Pest komitejas ziņojuma galvenais mērķis ir atjaunot pilsoņu uzticēšanos Eiropas institūcijām. Mums ir jānovērš tas, ka pesticīdi turpina saindēt mūsu laukus un pļavas, un mēs nedrīkstam pieļaut, ka pesticīdi turpina saindēt mūsu politisko diskusiju. Uh, laikā pirms eh, vēlēšanām mēs vairāk sliecamies meklēt kādus ātrus risinājumus, balstīties uz saukļiem, nevis balstīties uz uh, skaidriem faktiem. Tieši tādēļ es atzinīgi vērtēju pest komitejas ziņojumu, kurā tiek aicināts sistemātiski izvērtēt visus pētījumus par glifosāta ietekmi uz vidi un veselību. Uh, Bet es domāju, ka mums ir jādara vēl vairāk, ja vēlamies atjaunot pilsoņu uzticēšanos Eiropas institūcijiem. Dažādas aģentūras ir nonākušas pie dažādiem rezultātiem, runājot par glifosāta kancerogēno ietekmi un arī par citu pesticīdu ietekmi. Atklāt sakot, mums pamazām sāk izbeigties laiks. Uh, Pesticīdu izmantošana pārtikas ražošanā noteikti atstāja negatīvu ietekmi uz vidi, uz augsnes kvalitāti, gaisa kvalitāti. Te vairs runa nav tikai par sabiedrības veselību, mums ir jārunā arī par uh, zinātnisko pētījumu, respektēšanu, kā es esmu. Uh, cīņas pret vēzi grupas priekšsādātājs, un var teikt, ka mēs kā sabiedrība ļoti koncentrējamies uz dažādu ārstēšanas metožu atrašanu, bet aizmirstam par cēloņiem. Vēzis nav vairs tikai jautājums, ko apspriež ārsts ar pacientu, tas ir visas sabiedrības jautājums. Tādēļ mums ir jāstrādā plašāk, ir jāmaina arī lauksaimniecības politika. Uh, pašlaik trūkst politiskās gribas, lai mainītu regulējumu. Uzskatu, ka pēst komitejas sagatavotais ziņojums ir solis pareizā virzienā. Gracias, senor Pok. Paldies, un tagad Pok kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies abiem eh, referentiem un paldies eh, visiem, kas ar viņiem arī aktīvi sadarbojās gada garumā, sagatavojot uh, ziņojumu par auga aizsardzības līdzekļu regulu, ko pieminēja arī komisāra kungs. Un šī diskusija pavisam skaidri parāda to, ka mūsu atļaušanas procedūrā noteikti mm, ir iespējami vēl uzlabojumi, pašlaik netiek nodrošināta cilvēku dzīvnieku veselības pienācīga aizsardzība vai vides aizsardzība. Uh, Sagatavotajā ziņojumā mēs ļoti labus ierosinājumus redzam par to, kā varētu uzlabot Eiropas atļaušanas procedūru. Tas arī noteikti ļaus uh, stiprināt mūsu pilsoņu uzticēšanos. Es neesmu pārsteigts, ka EKR kolēģi mēģina pilnībā iznīcināt šo darbu. Viņi vēlas svītrot lielas uh, teksta daļas, uh, kurās tiek runāts par, piemēram, bērnu veselības uzlabošanu. Viņi viņi Viņa vēlas tiešām svītrot ļoti daudz svarīgus aspektus šajā ziņojumā, kas novestu pie lielāka veselības aizsardzības līmeņa. Bet kas ir mūsu galvenais mērķis? Pārtikas nekaitīgums un veselība. Un es šeit nesaprotu, kādēļ EKR kolēģi vēlas to liekt Eiropas pilsoņiem. Uh, ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienības regulējums balstās uz piesardzības principu. Tas ir jāpatur prātā arī tad, ja zinātniskie pētījumi nav pietiekami skaidri par ietekmi uz cilvēku veselību vai vidi. Šis piesardzības princips ir ļoti svarīgs, un uh, visā šajā ziņojumā tiek skaidri uzsvērts, cik svarīgi ir uzlabot visas atļaušanas procedūras uh, caurskatāmību. Uh, Tiek runāts arī par to, kā mēs varētu palīdzēt mūsu lauksaimniekiem. Es tiešām ceru, ka kolēģi izvērtē šo ziņojumu un atbalstīs to balsojumā. Paldies! Tagad vārds Geriks kungam. Paldies priekšsēdētājiem. Pirms aptuveni gada tika atļauta turpmāka glifosāta izmantošana. Bet tas apdraud tikai, tas ietekmē ne tikai mūsu uh, Uh, pārtikas drošumu, tas arī apdrauda uh, lauksaimnieku turpmāko eksistenci. Es vēlējos uh, teikt, ka uh, mēs šeit nesam uh, strādājuši pienācīgi rūpīgi, ir atļauts uh, lobbyistiem panākt sev vēlamo. Bet fakts ir tāds, ka uh, Uh, EFSA pārtikas nekaitīguma aģentūrā ir vajadzīgi līdzekļi, lai turpinātu savu darbu. Dalību valstis un vietējie lauksaimnieki ir tie, kuriem ir pieejama patiesā ekspertīze, patiesās zināšanas par to, kā ilgspējīgi ražot pārtiku. Mums ir jāņem vērā zinātniskie pētījumi, nevis uh, nozares lielo uzņēmumu intereses. Mums ir jānodrošina veselīga uh, lauksaimniecība nākotnē. Paldies! Paldies! Hoitamā kungs. Jā, dank u vēl, voorzitter, eh, geachte komisāris. Paldies, priekšsādātāji. Eh, Komisāra kungs, eh, Šīs jau ir 18. debatas par pesticīdiem un to saistītiem jautājumiem, iespējams pat ne pēdējās debatas pirms vēlēšanām. Un katru reizi mēs runājam par zinātnes atbildīgumu, tiek tas, apšauba, tas apšaubīts. Mēs e, saprotam, ka zinātne ir atbildīga par jebkuru apstiprināšanas procedūru pasaulē, bet e, runājot, piemēram, par alkoholu un e, citām vielām, tās, piemēram, tie netiek atļaut kā sastāvdaļas uh, pārtikā. Mums vienmēr ir nepieciešams eh, nodrošināt pilnīgas eh, garantijas, bet es domāju, ka ja mēs apstrīdam un apšaubam zinātni, tad eh, tas liks lielu spiedienu uz visu sistēmu kā tādu. Protams, pārtiks ražošana nozīmē, ka notiek ietekme uz vidu, bet pēdējās desmitgadēs lauksaimnieki ir ļoti smagi strādājuši, lai mazinātu viņu darbības ietekmi uz vidi. Un, protams, ir nepieciešama zeme, augsne, kas ir dabīga lieta un nākas izmantot ķīmiskas vielas. Pretējā gadījumā netiek sasniegti tik lieli rezultāti apjomi pārtiks ražošanā. Un mums jānodrošina, lai lauksaimniekiem būtu instrumenti un iespējas strādāt, aizsargāt arī vidi un augstu. Nu, un tas viss ir iespējams. Ir arī uh, Um, bioloģiski līdzekļi un uh, bioloģiskāka pieeja vienkārši tas nozīmē, ka vairāk uzmanības jānodrošina augstas aizsardzībai. Paldies! Gracias. Senora... Paldies! Nākošais runātājs Mišela Rivazīna. Eh, Komisāra kungs, godējumie referentiem! Šis glifozāts skandāls parādīja manipulācijas, kam mēs visi esam krituši par upuri. Tika parādīts, kā lielie uzņēmumi ir nolaupījuši zinātni, to mēs redzējām Monsanto gad, lietas gadījumā. Turklāt pierādījumi bija tik, tik tālu satriecoši, ka mums izdevās Eh, izveidot īpašo komisiju pesticīdu autorizācijai Eiropas Savienībā. Un pateicoties šī komisijai, mums izdevās atklāt Eiropas autorizācijas sistēmas trūkuru. Turklāt šī sistēma ir ļoti sarežģīta, kura vienmēr um, atrod iespēju autorizēt pesticīdus tirgū. Ir pilnīgi neticami, uh, uzzinot, ko kurš eh, izvēlas pētījumus, kurš tos atlasā, kurš svītro nederīgos un nevēlamos. Atcerēsieties, ka mums nebija tiesību uh, iepazīties ar pētījumiem, kas bija rūpnieku rīcībā, izmantojot uh, rūpnieciskā noslēpuma iemeslu. Ir pilnīgi neticami tas, ka vairākas substances eh, tika autorizētas bez vajadzīgām procedūrām. Tāpat nav, tic, eh, nav ticami tas, ka eh, pesticīdi netiek pietiekami izvērtēti pirms autorizēšanas. Tas viss ir ļoti svarīgi un tāpēc visiem uh, Eh, kolēģiem ir jābalso par šo ziņojumu. Kāpēc? Maijā būs vēlēšanas. Ir, jā, ir pilsoņiem jāliek apzināties, ka mēs domājam par viņu veselībām ka, un mēs nevēlamies, lai multinacionālie uzņēmumi izvēlas tos produktus, kas varēs tikt autorizēti un izvērtēti. Šeit ir runa par Eiropas nākotni. Paldies! Nākošais runātājs deputāte Konečnā. Vážené kolegyně a kolegové, Cienījamie kolēģi, es piedalījos darbā, kad noteicām īpašās komitejas darba mērķus, un mēs arī uzklausījām argumentus no vairāk labēji noskaņotām frakcijām, bet uh, ja mēs būtu ņēmuši vērā tikai viņu paustos argumentus, tad jau nebūtu bijis vairs nekādas jēgas veidot šo komiteju. No vienas puses esam panākuši daudz pozitīvus rezultātus. Piemēram, esam nodrošinājuši interešu konfliktu, atrisinājuši interešu konfliktu problēmu, uzlabota caurskatāmība esam strādājuši arī pie ilgspējīgas pesticīdu izmantošanas iespējām, un varu teikt, ka darba vide komitejā bija ļoti pozitīva, bet um, uh, tad saskārāmies, protams, arī ar dažām problēmām. Bet, ja kurā gadījumā es gribētu visus aicināt šo ziņojumu atbalstīt uh, plenāra sesijas balsojumā un tālākus grozījumus vairs neizskatīt. Pedičīnī kungs nākošais. Paldies, priekšsēdētāji! Visbeidzot, šī globālā cīņa pret pesticīdiem un farmaceitiskām vielām, pret ķīmisko piesārņojumu, ka beidzot tas tiek izskatīts ar Eiropas institūciju līmenī. Tas ir ļoti būtiski. Un jāsaka, ka Eiropas eh, pilsoņu vēlme ir eh, uzlabot informētību par to, kādus riskus eh, rada šīs vielas, un rezolūcija, par ko mēs nobalsojām pēst komitejā, tā ir laba, bet mēs domājam, ka to varētu uzlabot, uzlabot caurskatāmību um, attiecībā uz pilsoņu veselību, un tāpēc esam iesnieguši grozījumus. Uh, lai nekavējoties beigtu preventīvu pesticīdu izmantošanu. Piemēram, šāda veida praksi nedrīkst uzskatīt par eh, to, kas iet eh, ķīmisko vielu samazināšanas virzienā. Mums ir nepieciešama lauksaimniecība brīva bez ķīmijas. Eh, vielu izskaušana jātiecina uz tām vielām, kurām ir endokrīna ietekme. Un šīs uh, vielas, jāsaka, ir diezgan īpatnē, ka tiek apstiprināts Eiropas Savienības līmenī, pēc tam valstu līmenī, un jāsaka, ir apstiprinātas vielas, kuras ir atzīts par neirotoksiskām. Diemžēl Eiropas Savienība ir atjaunojusi apstiprinājumu, piemēram, vielai, kas tiek izmantota banānu atpasmedzināšanai, un Arī nākošais solis, kā jau es teicu, ir pārtraukt eh, importēt eh, to visu. Nav jēga cīnīties eh, par šīm lietām Eiropā, ja mēs ļaujam importēt produktus, kas, piemēram, ir apstrādāti ar ķīmiskām vielām, ar glifozātu. Un farmācijas firmām un ir eh, jāstrādā, un mēs eh, drīkstam pieļaut eh, šādu produktu piemērošanu un īstenošanu tikai tad, ja mums ir pietiekama informācijas par to. Mums tā tad ir jābūt caurskatāmiem un jānodrošina, lai pilsoņi ir informēti, lai viņi zinātu. Tāpēc gribu pateikties visiem par šo punktu, jo mēs cīnāmies Eiropas pilsoņu interešu vārdā. Paldies! Paldies! Bogovičs kungs nākošais. Paldies, eh, priekšsādātāji! Pirmām kārtām gribētu sveikt abus eh, līdz referentus, kas ir izstrādājuši labu līdzsvarotu ziņojumu, un eh, viņi ir izstrādājuši ziņojumu par ļoti problemātisku jomu, un uh, glifosāts arī mm, ir liels jautājums šajās debatēs. Veselība ir svarīga tēma, To ir apstiprinājis arī Eiropas Savienības pilsoņu parakstītais lūgumraksts. Mēs rūpētos par savu veselību, izmantojam zāles, bet jo mazāk to darīsim, jo labāk būs, un tas pats attiecas uz lauksaimniecību. Mums ir jāaizsargā augu veselība, un dažkārt nāks izmantot pesticīdus, bet gan attiecībā uz organisko un um, lauksaimniecību un to, kas izmanto pesticīdus. Nu, jāsaprot, ka mēs uh, izmantojam un izmantosim pesticīdus, bet tas ir jādala pēc iespējas mazāk. Tā tad uh, šeit uh, jāsaprot, ka lauksaimniecības sektors mainās. Es pats esmu lauksaimnieks un es zinu, kas uh, lauksaimniekiem jādara un kā, kādas izmaiņas ir notikušas pēdējos 30 gados. Mēs izmantojam mazāk pesticīdus un uh, esam caurskatāmāki um, šajā jomā. Šos noteikumus ir nepieciešams stiprināt, un tāpat domāju, ka ir svarīgi, lai mums būtu pietiekama kapacitāte EFS aģentūras līmenī, lai viņi īstenot visus nepieciešamos kontrolas pasākums. Tāpat nepieciešamas manevrēšanas iespējas eh, inovācijām, robotikas eh, izmantošanai, lai mums būtu zaļāka Eiropas Savienības lauksaimniecība. Un eh, tas, manuprāt, būtu jaunais ceļš uz priekšu. Un balsošu par šo ziņojumu paldies, Andriju Kungs, nākošais. Runātājiem neizslēgts mikrofons. Yes. Proteger la santé de 500 <laughs> pasargāt 500 miljonu eiropiešu veselību, saglabāt mūsu bioloģisko daudzveidību. Lūk, par to mēs esam atbildīgi. Un Ziņojums, kuru esam mēs sagatavojuši, aicina rīkoties caurskatāmāk mūsu ekspertiem, neatkarīgāk mūsu aģentūrām un stingri piemērot piesardzības principu. Lūk, tie ir galvenie šī ziņojuma darbības virzi, virzieni. Es, kā pest komisijas priekšsēdētājs, vēlētos apsveikt abus līdzreferentus Lins un Stāsu kur strādāja pie šī ziņojuma, kā arī pateikties visiem deputātiem, kuri strādāja deviņu mēnešu garumā šajā komitejā. Eh, protams, eh, eh, ne visi strādāja vienlīdzdedzīgi, daži palikuši pie savām sākotnējām pārliecībām, to vidū deputāte Makintaira, kura nav mainījusi savu nostāju kā tā bija sākumā. Ieteikumi atspoguļo deviņu darba mēnešu rezultātu, kā arī mūsu līdzpilsoņu leģitīmās gaidas caurskatāmības un cilvēku veselības jomām mēs redzam, kā atsevišķi rūpnieki eh, dara visu, lai gūtu, lai lobētu savas intereses. Eh, Bet jāatgādina rūpniekiem, ka viņi nestāv pāri līkumam, un mūsu sagatavotie priekšlikumi komisāri e, pārēdz uzlabot EFSA procedūras pesticīdu autorizācijai, un ir iecerēta pareizā virzienā. Es vēlreiz gribu arī pateikties Pavelam Polkam par ieguldījumu mēs aicinām komisiju visdrīzākajā laikā sagatavot paziņojumu, pēc kuras sekotu Eiropas uh, likumdošanas pārskatīšana šajā jomā. Šeit ir runa par Eiropiešu veselību, šeit ir runa par mūsu darbu Eiropas parlamentā un par darbu komisijā. Paldies! Paldies, Demsmeker kungs, lūdzu, vienu minūti. Komisārs, kolēģis, toen het eh, debat over glifosātu. Paldies, eh, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Kad eh, uzsākās eh, šādas eh, debatas pirms vairākiem gadiem, es toreiz jau aicināju uz lielāku caurskatāmību un neatkarīgumu izmeklēšanās. Tagad pēc PS tīpašās komitejas darba veikšanas mana grupa pilnībā atbalsta rekomendācijas un secinājumus. Mums ir jārespektē neatkarīga objektīva zinātne ar caurskatāmiem mērķiem un uh, caurskatāmām procedūrām. Mūsu situ, si, sistēma jau ir ļoti stingra, bet uh, to joprojām ir iespējams uzlabot, lai varētu atjaunot pilsoņu uzticamību uh, procedūrās, kas balstītas uz pierādījumiem un kas arī sniedz garantijas veselībai un videi. Trīs komentāri noslēgumā. Vai glifozāts ir karcerogēns? Uz to var atbildēt tikai vēl papildus pētījumu, un nevis Eiropas komisija to atbildēs. Es domāju, ka šis ir elements plašākās debatēs par ilgspējīgāku lauksaimniecību. Paldies! Demis Mekar kungs. Tarabēlas kungs vēlas uzdot jums zilās kartītes jautājumu. Vai jūs pieņemsiet to? Jā, protams, Tarabēlas kungs, noteikti uzdodiet jautājumu. Demesmaker kungs, jūs pilnībā atbaldījāt komisijas priekšlikumu, bet jūs eh, parlamentā strādājat vienā grupā ar Andrēju Makentairas kundzi. Vai jūs varat skaidrot, ka vai jūs esat pār un atbalstāt šīs eh, īpašās komitejas eh, slēdzienu, vai jūs esat pret to, vai jūs varētu precizēt? Het antwoord is heel eenvoudig. Ik... Demis Makrikungs, paldies. Atbilde ir ļoti vienkārša. Es uh, runāju eh, savas delegācijas vārdā grupā un attiecīgi pieturos savas politiskās partijas grupai arī. Jā, mani lieben kolēģi, mēs müssen wieder vertrauen herstellen. Kolēģi, mums ir jāatjauno uzticēšanās līmenis mūsu pilsoņos, jo ar visu šo glifosātu atļaušanas procedūru mēs viņu uzticēšanos zaudējām. Uh, un um, ir radies iespējas, ka lielo ķīmijas uzņēmumu intereses ir uh, prioritāras pār uh, vides bažām, un, uh, protams, ir daudz trūkumu atļaušanas procedūrā. Uh, tas, ka mums ir uh, jāpaļaujās uz uh, uh, ķīmijas uzņēmumu pētījumiem par pesticīdu nekaitīgumu. Tā tas nevar turpināties. Mums ir jāuzlabo caurskatāmība un kolēģi. Uh, Eh, un es domāju, ka to mēs varam darīt jau jaunajā pārtikas regulējumā, un tādēļ es vēršos pie konservatīvās eh, mūsu parlamenta puses, vai jūs eh, varat piekrist tam, ko piedāvā komisija. Tas ir atslēgas vārds - pilnīga caurskatāmība. Mēs uh, Eh, nevaram pieļaut nekādas alternatīvas. Mēs nevaram pieļaut, ka situācija turpinās eh, kā līdz šim, ka dažādu ķīmisko vielu izmantošana ir pašsaprotama. Tam vajadzētu būt tikai izņēmumam. Paldies, Omar Žīkungs! Priekšsēdētāji, paldies, komisārkungs! Šis ziņojums ir tik svarīgs, ka neviens nevarēs teikt, es nezināju. Un šobrīd jau visi zina, ka jūs esat atbildīgi pār vienu no vislielākajiem Eiropas veselības skandāliem, kas ir glifosāta skandāls. Jo pilnībā apzinoties lietus, tika pieņemts lēmums turpināt indēt cilvēkus. Jā, komisijā nedomāja par pilsoņu veselības pasargāšanu. Tā vēlējās pasargāt multinacionālo uzņēmumu lobbyus tādus kā Monsanto. Un es uzsveru, ka pašreizējā pesticīdu tirgūlaišanas procedūra tā nav Eiropa, kur pasargā, tā ir Eiropa, kur piesārņo, kur nogalina. Es aicinu jūs anulēt tūlīt tirgu laišanas autorizāciju apstrīdētajiem pesticīdiem, sākot ar glifozātu un tiem pesticīdiem, kuri nogalina bites. Nākošais runātājs - deputāte Rāns Sagarsija. Pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri, dargie kolēģi. Mēs šodien runājam par pasākumiem, lai stiprinātu un pasargātu pilsoņu veselību un stiprinātu apkār un aizsargātu apkārtējo vidi fitosanitārie produkti, kuri tiek izmantoti tiešā veidā un kuri ir savu ietekmi, eh, skar apkārtējo vidi mūsu veselību, turklāt ir arī jānodrošina iespēja turpināt ražot eh, augļus dārzeņus Eiropas Savienībā. Aizliegt eh, vai visu daudzsaprātīgi. Mums ir jābalstās uz zinātniskiem kritērijiem. Mūsu institūcijas sakot ar EFSA uz eh, eh, vāc informāciju un uzklausa Eiropas pilsoņus eh, viņu neskaidrības. Mums ir jāstrādā politiķu vidū, lai mēs varētu panākt un izveidot tādus līdzekļus, nepolitizējot zinātni, jo Mums ir jādomā par to, lai mēs zinātnisku vēstījumu vietā viņiem nepiedāvātu ideoloģisks un politisks vēstījums, kāds ir glifozātā gadījumā. Vēlos pateikties kolēģiem Stāsam un Linsam, kuri ir izveidojuši ļoti visaptvarošu ziņojumu. Paldies! Nākošais runātājs Marks Tarabēl uz vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji komisāri! Pēc dažādajām uzklausīšanām pest komisijas ietvaros E, ir skaidrs, ka pesticīdu autorizācijas procedūra ir jāuzlabo. Turklāt vajag pilnībā izgaismot trūkumus šajā jomā, un ir skaidrs arī, ka abu līdzreferentu sagatavotais teksts tika vēl uzlabots ar vairākiem aspektiem. Pirmkārt, par piesardzības principu labāku izmantošanu, otrkārt, neatkarības nodrošināšanu visā autorizācijas procedūrā E, dūrā treškārt, vairāk komi, e, resursu no komisijas puses ceturtkārt, alternatīvo produktu meklēšana piektkārt, uzraudzības mehānismu izveidošana pēc lēšanas tirgu un sestkārt neatkarības un caurskatāmības un interešu konfliktu novēršanas pasākumu. Es vēlos pateikties īpašās komitejas sagatavotajiem slēdzieniem un domāju, ka tie tiks iekļaut balsojumā. Paldies, Nikolson! Hārtings tagad. Paldies! Uh, priekšsēdētāji, ko es uh, varu teikt? Uh, jau sākumā mm, jāsaka piekrīt Makentājas kundzes viedoklim un mans viedoklis ir ļoti vienkāršs herbicīdi un, um, piemēram, glifosāts, tas nav, tā nav nekāda mm, luksus prece, tā ir nepieciešamība, jo uh, Ir jādomā par ilgspējīgas lauksaimniecības attīstību. Eiropas Savienība uzstāda sev augstu standartus pārtiks ražošanā, un mēs, es tam visam piekrītu. Pārtiks drošība un vidas aizsardzība ir svarīga. Mums ir nepieciešama laba politika, un es domāju, ka pest komitejas darbs balstījās uz zinātniskiem pamatiem. Komisāra kungs, kā jūs varat visu to garantēt? Jo kaut kur kaut kā, jums ir kaut kam jāuzticās, un jums ir, eh, un lai jūs uzticētos kaut kam vai kādam, tad jums jāuzticās tiem, kas eh, strādā zinātnē. Nu, protams, ka nekas eh, nav simtprocentīgi drošs pēc definīcijas, bet kaut kam, kādam jums ir jāuzticas, un tie, manuprāt, varētu būt zinātniski atzinumi. Paldies! Ribeiro kundze, pusotra minūte. Es apsveicu līdzreferentu darbu šajā ļoti jūtīgajā jautājumā, lai stiprinātu uh, zinātnes atzinumus un vērstos pret uh, nepareiziem vai maldinošiem datiem. Tautas partijā mēs esam pret eh, populistiskām tendencēm, un mēs vienmēr atbalstām tiesības uz labāku informāciju, tiesību aizstāvēšanu, vislabāko risinājumu meklēšanu. Tāpat arī lauksaimniecībā, kuru daži vēlas nosaukt kā atbildīgu eh, par šo uh, produktu izmantošanu, tas pilnībā neatbalst patiesībai. Ne, eh, šeit ir runa par jomu, kas skar ļoti plašu profesiju uh, klāstu. Es arī atgādinu, ka div, kā 27,2% gadījumu. Eh, atlikušo vielu līmenis pārsniedz pieļaujamās uh, pieļaujamos sliekšņus Eiropas Savienībā. Tāpat arī par šo jautājumu tika runāts eh, agrī komitejā. Es arī apsveicu aicinājumu palielināt finansējumu eh, pārtiks eh, drošuma aģentūrai, gan dalību valstu aģentūrām. Ir ļoti nozīmīgi, lai mēs varētu stiprināt Eiropiešu uzticību Eiropai. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs deputātā Gilera Garcijam. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos apsveikt visus, kuri strādāja pest Eh, komitejai, tīpaši līdzreferentus, jo es uzskatu, ka rezolūcija, kas tika pieņemta eh, komitejā un lēmums, par kuru mēs šobrīd runājam, ir labs priekšlikums. Es atbalstu tik vienu iniciatīvu, kuras mērķis ir stiprināt caurskatāmību, labāku informāciju patērētājiem, uzticības palielināšanu, administratīvās nastas samazināšanu, kā arī Eh, zinātnisko atzinumu kvalitātes uzlabošanu. Es arī atbalstu pasākumus autorizācijas procedūras ietvaros, un tomēr saskaroties ar pieaugošo mediatizēšanu eh, šo produktu izmantošanu sakarā, es tomēr uzskatu, ka kolēģi uzskata, ka ir jāskata šis jautājums tehniskā un zinātniskā izpratnē. Kopumā es uzskatu, ka um, teksts ir pozitīvs un aicinu balsot par to. Paldies! Paldies, Kūžmjuka kungs, viena minūte. Paldies, priekšsādātāja komisāra kungs. Mēs runājam par pašinstīvas ziņojumu par uh, Savienības pesticīdu atļaušanas procedūru un uh, vēlējos norādīt, ka Eiropas uh, komisijas 2017. gada decembra lēmums ir novedis pie tā, ka sabiedrībā radās ļoti liela neapmier, neapmierinātība, un tieši tādēļ tika izveidota arī īpašā komiteja. Tad mēs runājam arī, protams, par tiesas spriedumu 18. gada augustā ASV. Eh, tajā tika runāts par glifosāta kaitīgo ietekmi un tika pieņemts eh, lēmums, ka jāizmaksā 300 miljonu dolāru kompensācijās. Īpašā komiteja, pēst komiteja, ir aicinājusi nodrošināt lielāku caurskatāmību. Viņi arī aicina uh, liekt glifosāta izmantošanu sabiedriskās vietās, bet tas nav panācis nekādus uzlabojumus lauksaimniekiem. Tagad Lais kundze. Oui, merci, Paldies, priekšsēdētājs, komisārkungs, dārgie kolēģi glifozāts vai neglifozāts, tas ir jautājums. Bet tas, ko sagaida mūsu līdzpilsoņi, ir, ir viņu pārtikas drošums un pareizlēmumu pieņemšana. Arī atbildi ir vienkārša tā ir meklējuma zinātnē. Mēs tikāmies ar daudziem ekspertiem šajā jomā un esam pārliecināti, ka zinātnē ir jābūt mūsu lēmumu pieņemšanas pamatam, un par to es runāju nu jau trīs gadus šajā sēžu zālē. Esmu gandrīti, ka arī ziņojuma slēdziens ir tāds pats. Mums ir jāpanāk mūsu pilsoņu uzticēšanās procedūrām, ir jāatjauno uzticība nacionālajiem un Eiropas aģentūram, kā arī mūsu institūcijām. Uh, Eiropā ir izveidot vienu no visprasīgākajām un visvairāk aizsargājošiem sistēmām pasaulē, pa to paturēsim prātā. Un tā kā es esmu pati lauksaimniece un Es a, vienmēr esmu cīnījusies par alternatīvu fitosanitāro produktu izmantošanu. Taču mums, mūsu rīcībā ir jābūt pietiekamiem līdzekļiem. Nebūsim naivi, paļausimies uz zinātniskiem pētījumiem. Ja mēs nedosim iespēju uh, uzņēmumiem uh, veikt izpētes darbu, tad viņus pārmāks konkurenti. Tāpat ir jādomā par vidē draudzīgām praksēm. Nestatīsim pretī lauksaimniecību un vidi. Ik vienai no šīm darbībām ir sava joma bet pasargāsim mūsu lauksaimniekus attiecībā pret globālo konkurenci un izvairīsimies no tā, ka mēs šaujam paši sev kājās. Es domāju, ka šis ziņojums, kas ir sagatavots, ņem vērā mūsu mērķus, un es vēlos apsveikt abu referentu darbu. Pat ja viss nav perfekts un visi priekšlikumi nav iekļauti, tomēr būtiskākās lietas šeit ir atrodams. Turklāt es ceru, ka mēs drīzumā saņemsim arī atbildi no komisijas puses, kā jau to norādīja kolēģi Pilāra Ajuso pēc balsojuma. Es ceru, ka balsojumā viss piedalīsies masveidā. Šāda Mozes kundze. Paldies. Diskusija par glifosātu. Uh, ir bijusi ļoti plaša pēdējos gados, un tas ir pavisam pamatoti. Un tādēļ ir ļoti labi, ka mēs pieņēmām lēmumu izveidot īpašo komiteju Eiropas parlamentā, lai varētu izvērtēt, vai varam ko darīt, lai uzlabotu situāciju pesticīdu izmantošanas jomā. Un pēc gada ilga darba komiteja ir nākusi klajā ar daudziem ļoti labiem priekšlikumiem. Visus to šovakar nepieminēšu, gribēju īpaši uzsvērt tikai trīs no tiem. Pirmkārt, ir jānodrošina lielāka caurskatāmība atļaušanas procedūrā. Ir jāzina, no kurienes nāk ziņojums, kas ir bijuši zinātnieki, kas to sagatavojuši, kas ir finansējis pētījumu. Ir jānodrošina arī lielāka Eiropas iestāžu neatkarība. EFSA ir vajadzīgs vairāk finansējuma un viss mūsu darbs ir jābalsta uz piesardzības principu atbalstu visas rekomendācijas. Ceru, ka tas kļūs par likumu. Tagad vārds Kelī kungam, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, es ļoti labprāt izsakos par šo tēmu un ļoti labi, ka mums ir debatas par šo jautājumu. Es eh, ļoti pozitīvi vērtēju komitejas eh, veikto darbu, un eh, tā ir iespēja parlamentam izskatīt šo jautājumu. Kā jau komisārs norādīja, tas ir jautājums, kas ir kam ir pievērsta liela uzmanība, un mēs esam visi saņēmuši daudzus jautājumus. Mūsu vēlētāji par to ir pauduši bažas. Es pārstāvu īrijas ziemeļu, dienvedu daļu, tā ir diezgan tāda lauksaimnieciska zemes daļa. Es katru dienu tiekos ar lauksaimniekiem, lauksaimniekiem runāju par viņu darbu un dzīvi, un uh, pesticīdu un uh, glifosāts ir viņu satraucoši jautājumi. Lauksaimnieks saprot uh, problēmu, bet tāpat laikā viņi uh, ir frustrēti, jo trūkst uh, alternatīvas. Tāpēc gribu izteikties skaidri, ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt uh, zinātnisko institūciju ticamību, zināt, nedrīkst vadīt politika un uh, jānodrošina, lai mums būtu godīgi noteikumi, jānodrošina, lai būtu uzticamība sistēmai, kā Nikolson kungs teica, pretējā gadījumā mums nebūs paties process, kuram arī neviens neusticēsies. Eiropas Savienības apstiprināšanas sistēma ir drošākā pasaulē, tomēr ir veidi noteikti, lai to uzlabotu. Mums ir jāsaglabā augstie standarti ves veselībai un videi un jānodrošina tāpat laikā, lai izdzīvotu ar Eiropas Savienības lauksaimniecību. Tas ir līdzsvars, kas mums ir jāatrod. Eh, tas ir ārkārtīgi svarīgi, ņemot vērā to, ka lauksaimnieki ražo dažādas produktus un, piemēram, uh, herbicīdu izmantošana īsi pirms rāžas lauksaimniecībā uz graudiem ir bieža prakse. Uh, Uh, mums uh, nav labi apstākļi, lai graudu izžūtu saulē, un tāpēc tas ir nepieciešams. Tā tad ir jāroda alternatīvas, lai liktu tirgu labākus uh, produktus, un ierobežojami tagad un gadiem uz priekšu, kamēr trūkst dzīvotspējīgas alternatīvas, tas ārkārtīgi grautu šo sektoru. Liels paldies referentam un līdzreferentiem par ļoti labu darbu. Kaputo kungs uz vienu minūti. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Runājot par piesardzības principu, tas ir izšķiroši svarīgs pārtiks drošībai. Pēdējos gados tāpat laikā mūsu sistēmas, apstiprināšanas eh, sistēma fitosanitāriem produktiem eh, uzticību tai grauj tāda neskaidrība un šī jauna apstiprināšana arī glifosātam. Uh, ir eh, mums lielas eh, šaubas un bailes mm, attiecībā uz eh, glifosāta nekaitīgumu. Ir tiesas lēmumi, kas jau atzīst šīs vielas kancergēno ietekmi. Un jāsaka, tas viss parāda, ka ir nepieciešamība uzlabot apstiprināšanas procesu un uh, Iepriekšējās komitejas ziņojums jau demonstrē, ka ir nepieciešams likt uh, uzsvaru uz uh, patērētāju veselību, nodrošinot uh, pārtiks drošību, attiecīgi tam resursus. Nedrīkst pieļaut līdz ar to um, apstiprināšanas procesā interešu konfliktus. Tāpēc mums ir jāvirza lauksaimniecība tālāk uz ilgspējīgu praksi. Paldies! Paldies, Gerlings kundze, divas minūtes. Paldies! Paldies! Ne es, ne man politiskā grupa nebijām pār to, ka izveidoju šo speciālo komiteju. Jau no paša sākuma es nedomāju, ka bija nepieciešams šāds instruments, lai varētu darboties pie pilsoņu iniciatīvas par glifosātu, eh, jo viss eh, tas aizstās ar tādām eh, neregularitātēm. Mēs par šo lietu runājam daudz vairāk nekā par daudzām citām ķīmiskām vielām lauksaimniecībā. Protams, tas ir ļoti svarīgi, neapšaubu to, nekad neesmu centusies mazināt eh, šī jautājuma svarīgumu. Ir vajadzīga laba sistēma, bet eh, diezgan vispārīgi ir skaidrs, ka Eiropas Savienības sistēma principā ir pati labākā tāda jau kāda tā ir. Un tik tiešām negribu te sēdēt uz lauriem, bet eh, komisija un komisārkungs konkrētāk ir nācis klajā ar priekšlikumiem, kuri ļoti lielā mērā jau risina tos jautājumus, par kuriem ir runājuši tik daudz deputātu šo pēcpusdienu. Tā ka mana problēma ar šo ziņojumu ir tāda, ka tas ir eh, prasījis daudz darba, enerģijas, un es uzteicu referentus par viņu ieguldīto darbu, bet hm, ko mēs esam ar to visu panākuši? tāpēc, ka mēs darbojamies paralēli, mums ir eh, likumdošanas ziņojums par eh, pārtiks likumdošanu, kurš principā jau aplūko visus šos jautājumus, eh, vismaz tos, kuri tā loģiski ietilpst šī parlamenta mandātā. Tas nenozīmē, ka mēs neesam saņēmuši grozījumus kuri varbūt ir savā būtībā bijuši ļoti ideālistiski, bet eh, lielākā daļa eh, to ir nogrimuši dažādos kompromisos, kurus mēs te tik ļoti veikli taisam, bet kas neved mūs nekur uz priekšu. Tā, ka dāmas un kungi, es nebalsošu par šo ziņojumu. Es domāju, ka tam vajadzētu palikt kā piemineklim tam, eh, cik ļoti labi mēs tērējam savu laiku. Un Es ceru, ka mēs tālāk darbosimies pie pārtiks likuma, kurš, manuprāt, ir daudz svarīgāks likumdošanas akts. Paldies, Rajas Santos kungs. Paldies, priekšsēdētājs. Ar prieku es apsveicu nepieciešamību stiprināt inovācijas un izpētes stādījuma aizsardzības jomā. Tas ir mūsu galvenais darbības virziens - meklēt jaunus tehniskus un metodiskus risinājumus, lai mēs varētu samazināt fitosanitāro produktu izmantošanu. Un, lai tie tiktu izmantot vienmēr efektīvā veidā, vienmēr ir jāpatur piesardzības princips, kas ir cilvēku un dzīvnieku veselības pasargāšana, vidas pasargāšana. Mums ir nepieciešami vajadzīgie rīki piemērotai sējumu stādījumu aizsardzībai, lai varētu garantēt mūsu lauksaimniecības uzņēmumu dzīvot spēju. Tāpēc autorizācijas sistēma Eiropas Savienībā vienmēr ir jābalstās uz stingriem zinātniskiem kritērijiem. Te ir jābūt elastīgai sistēmai, kas var piedāvāt risinājumus daudzveidīgajai lauksaimniecības ražošanai Eiropas Savienībā, tā izskaitā ņemot vērā arī situācijas, kādas mēs vērojam ultraperiferijos reģionos. Paldies! Paldies! Tagad esam nonākuši pie brīvā mikrofona procedūras. Esam ņēmusi četrus lūgumus izteikties un ļaušu arī visiem kolēģiem izteikties. Sāksim ar Marijas kungu. Viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Augstas kvalitātes pārtikas nodrošināšana cilvēkiem un rūpes par sabiedrisko veselību un par dzīvnieku veselību ir ārkārtīgi svarīgas. Uh, Un visbūtiskākais ir piemērot piesardzības principu mūsu darbā, un tas arī ir noteikts līgumā par Eiropas Savienības darbību. Ir jānodrošina caurskatāmība īstenotajos pasākumos, ir jānodrošina atbildīgo iestāžu neatkarība. Mēs nevaram pieļaut, ka iestādes gluži vienkārši seko agroķīmiskās nozares diktātam un, protams, Uh, tas viss izriet arī no Eiropas pilsoņu institīvas. Komisāra kungs, mēs importējam produktus no Turcijas, un šie produkti ir saražoti valstī, kas vēl joprojām at atļauj dažādu pesticīdu izmantošanu, dažādu augu aizsardzības līdzekļu izmantošanu, kuri ir aizliegta Eiropas Savienībā. Uh, problēma ir tajā, ka šie produkti gala beigās tiek importēti Eiropas Savienībā, kur tie var kaitāt sabiedrības veselībai. Ko varam darīt lietas labā? Paldies. Nākamais runātājs. Gracias, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Šodien jau varam teikt ar lielāku arī skaidrību, ka glifozāta atļauja nesaņēma saņēma uh, nepieciešamās garantijas. Arī parlamenta lielais vairākums neatzīst uh, šo pro, atļaujas procesu esam izveidojuši arī īpašu, īpašu komiteju, kas to izmeklē. Pesticīdu izmantošana uh, ir ļoti saistīta ar interešu konfliktiem. Uzraudzības aģentūrām jau sākot ar šodienu neatkarīgi un objektīvi un caurskatām ir jāizvērtē visa ietekme, kāda ir pesticīdiem uz mūsu veselību un uz vidi. Galvenokārt sākot jau ar glifozāta ietekmi, kas ir potenciāli kancerigēns, to apliecina Pasaules veselības organizācija. Šajā parlamentā mēs prasām um, Visbeidzot, tādus izvērtējumus, kas balstās uz zinātniskiem datiem un nevis uz Monsanto informāciju. Pateicoties arī šai kustībai par ilgspējīgu un veselīgu pārtiku, mēs turpināsim strādāt par tādu Eiropu, kuras centrā ir mūsu veselību un vides apsvērumi. Lielas paldies! Paldies, Ferēra kungs, lūdzu uz minūti, liels paldies, priekšsēdētāji! Eh, ir, ir eh, šī īpašā komiteja, jā, eh, kas tika izveidota, lai izanalizētu pesticīdu ietekmi, jo sabiedrība ir satraukta par visu šī procesa caurskatāmību. Ir jau zināms, ka komisija, kā arī dažādas aģentūras, bieži vien ietekmē farmācijas industrijas un industriālās un uzņēmumu lobiji. Un arī piesardzības principi nevienmēr tiek ņemti vērā sabiedrības veselība, kā arī vides aizsardzība. Ir jābūt prioritāriem un pār uzņēmumu peļņu un nevis otrādi. Nedrīkst nekādā gadījumā pārkāpt šo fundamentāli svarīgo principu. Runājot par uh, ietekmi uz vidi izvērtēšanu, tad mums šeit ir jārauga, kas notiek arī ar jauniem pesticīdu produktiem, kas tiek uh, um, laist apgrozībā. Tagad Šoltes uh, kungs lūdzu uz minūti. Paldies! Paldies par man doto vārdu. Mūsu līdzpilsoņu veselības aizsardzība ir viens no svarīgākiem uzdevumiem, ar kuriem mums šeit ir jānodarbojas. Tādēļ šī ziņojums ir jo svarīgāks. Uh, jo tajā tiek uh, runāts par caurskatāmu un objektīvu pesticīdu atļauju izvērtēšanu. Atcerēsimies šo glifozāta sāgu, kas arī raisīja nebeidzamas debates par uh, šo kaitīgo vielu. Ir dažādi pētījumi, Šai sakarā un arī pētījumi nebija īpaši objektīvi, raisīja lielas šaubas par to, ka glifozāta ar, ražotāji ir iesaistīti šo pētījumu izstrādē. Ir jādara viss, lai saņemtu neatkarīgus izvērtējumus, objektīvus izvērtējumus. Mums ir arī jāgarantē uh, sabiedrības piekļuve zinātniskajiem pētījumiem. Uh, Lai pētījumi būtu neatkarīgi, ir jāgarantē arī sabiedrības uzraudzība. Pēdējais ir uh, šajā sadaļā Moskva kungs vienu minūtu. Merci, uh... Paldies! Paldies, priekšsēdētājs kundze! Daži kolēģi šeit saka, ka Eiropas pārtikas nekaitīguma sistēma ir efektīva un ka mums ir jāuzticas veselības iestādēm. Taču piesardzības principa vārdā mums vajadzētu arī darīt visu, lai izvairītos no negatīvām sekām, kā tas ir piemēram arī bijis ar uh, glodikolu vielu, kas ir izmantota Franču Antiļu salās. Jūs zināt, ka, ka tas raisīs milzīgas veselības problēmas, prostata vēža uh, gadījumi pieauga milzīgā apjomā. 80% no iedzīvotājiem cieš no šīs vielas uh, kaitīgās sekas. Mēs sakam jā par caurskatāmību, bet uh, piesardzības principā vārdā mums ir jādara viss, lai mūsu iedzīvotāji tiktu labāk aizsargāti. Mēs arī un, eh, kopā ar Andriju Kungu prasījām samazināt arī MR. Uh, eh, rādītājus šai vielai, atbildi neesam saņēmuši, darām un, pareizāk sakot, gaidām, lai jūs darītu visu, lai mēs labāk varētu aizsargāt mūsu iedzīvotāju veselību. Paldies! Tas vārdas karš. Paldies! Noslēdzām brīvā mikrofona procedūru un tagad vārds komisāru kungam lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Liels paldies, godētie dāmas kungi deputāti. Ļoti uzmanīgi uzklausīju jūsu um, komentārus, runas. Paldies! Es vēlos reaģēt uz dzirdēto. Bija jautājums par. par sarakstiem, par kritērijiem, un šeit mēs strādājam. Uh, arī runājam par šiem formulēm, kas nav pieņemami, izskatām pesticīdus uh, un izstrādājam neakceptējamo pesticīdu sarakstu. Tātad arī maksimāli atlieku līmenis. Tas piemērojas gan importā, gan, importētām, gan no vietējiem pārtikām, pārtiks izstrādājumiem un dzīvnieku pārtiks izstrādājumiem. Ja nav šī standārta vienādi, tad mēs piemērojam tā saucamo importa toleranci. toleranci uh, izstrādājumiem, kas ir ražoti trešajās valstīs, un to var garantēt tikai, ja tas ir atbilstīgi EFSA standartiem pēc pamatīgi zinātniska izvērtējuma, ka nav arī riska patērētājiem, un tad tikai var nodrošināt šo izmantošanu Eiropas Savienībā. Nu, lūdzu, arī nododiet šo vēstījumu arī cilvēkiem, kuri mums prasa lai mēs reglamentētu visas izstrādājumus preces, kas nāk no trešās valsts, no trešajām valstīm. Nu, daži man te apsūdz, ka es cilvēkus indēju. Mans tēvs man mācīja vienu lietu - dēls nemelo cilvēkiem. Mans vēstījums pirms vēlēšanām ir tieši tāds - lūdzu, nemelojiet. Tas ir vienkāršs un labs vēstījums. Un otrs - lūdzu, uzticaties zinātnē. Ja jūs uzticaties zinātnē, tad situācija būs vairāk vai mazāk ok. Un, nu, jā, šī ir, bija lieliska iespēja uzklausīt jūsu sacīto, rekomendācijas ņemt vērā. Mēs to visu arī uh, izvērtēsim, arī izskatīsim jūsu dokumentu. Būs tas arī mūsu refit izvērtējumā, ko jums prezentēšu šī gada pirmajā pusē. Es tiešām uzskatu, ka mēs visi vēlamies sasniegt vienu mērķi - nodrošināt pārtīks nekaitīgumu, nodrošināt sabiedrības veselību, dzīvnieku veselību un aizsargājumu vidi. Un es domāju, ka kopā daram labu darbu. Paldies! Paldies, komisāra kungs, un tagad uh, uzklausīsim abu referentu secinājumus. Vispirms uh, Linca kungs. Priekšsēdētāja komisāra kungs, es uh, redzēju, ka debatas bija <clears throat> ļoti emocionāls un tās atspoguļoja mūsu atšķirīgos uh, viedokļus par šo tematu, bet ir panākums jau tas, ka mums izdevās uh, panākt vienoties, uh, padākt vienošanos par ziņojumu, kas ir pāri partiju robežām un ideoloģiskiem uzskatiem. Tā tad eh, ir svarīgi, eh, lai mēs balstītos uz zinātnes atzinumiem, izsniedzot atļaujas. <clears throat> Vēl protams, ir eh, jautājums kolēģiem, kur daļai vairs neatrod zālē, piemēram, kolēģei Vaice, kura uh, pret uh, uzskata, ka uh, visi pesticīdi rada neatbalst, nepamatoti augstu risku un ka rada uh, būtībā ir kā inde zemē, vai arī Hāze Kampas kundze, kura runā par uh, agrārām indēm, vai uh, Riva Zīkundze, kura uh, uh, būtībā norādīja, kas, ka šis ziņojums novedīs pie pretējā rezultāta. Nevar izspēlēt uh, vidi pret lauksaimniecību, jo uh, tām patiesībā jāiet roku rokā. Mums ir jābūt uh, uh ilgspējīgākiem, jābūt uh, efektīvākiem savā darbā, jābalstās uz uh, zinātnes sasniegumiem. Mums visiem ir kopīgs mērķis, lai šī atļauju izsniegšanas procedūra būtu uh, ticama un mums ir jāveic uzlabojumus, un es ceru, ka komisija ņems vērā mūsu ierosinājumus. Paldies! Tagad otrs uh, referents stāstkungs. Paldies priekšsēdētāji. Es vēlējos vispirms pateikties līdz referentam Līnsam, ēnu referentiem un arī Andrio kungām priekšstādātājiem par konstruktīvo darbu. Šis ziņojums apliecina, ka parlaments ieklausās pilsoņos un populisma un polarizācijas laikmatā mēs esam pierādījuši, ka, lai arī mums ir dažāds skatījums uz lauksaimniecību, lauksaimniecisko ražošanu, mēs varam vienoties par uh, atklātu, caurskatāmību, objektīvu atļauju izsniegšanas procedūru, uh, pesticīdiem un augu aizsardzības līdzekļiem. Mēs nevēlamies, lai politiķi vienkārši uh, izkliegtu savus viedokļus. Politiķiem ir jāsadarbojas uh, pāri uh, politiskajām atšķirībām, pāri partiju robežām. Uh, Mums ir jādomā par ekosistēmu saglabāšanu un jādomā par mūsu kopīgām interesēm, nevis par individu personiskām interesēm. Paldies referentam. Eh, līdz ar to esam pabeiguši debates par šo ziņojumu. Balsojums par to notiks trešdien. Pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Montero de Agiāras kundze ziņojums bez transporta līdzekļa vadītājiem nomātu transporta līdzekļu izmantošana krāvu autopārvadājumiem. Referents kundze jums četras minūtes. Obrigada, senhora Presidente, eh, senhora Comissária, cara Comissária Bulk. Paldies, paldies priekšsēdētāji. Gudētā komisārs kundze, vispirms vēlos apsveikt uh, padomu ar jauno prezidentūru un es tiešām ceru, ka šis ir viens no jautājumiem, ko varēsim atrasināt Rumānijas prezidentūras laikā. Priekšlikums, par ko balsosim rītdien, bez transporta līdzekļu vadītāji ir nomēta transporta līdzekļu izmantošanas krāvu autopārvedājumiem. Šis ziņojums ir daļa no pirmās mobilitātes pakotnes. Tās mērķis ir aizstāt tos noteikums, kas ir spēkā jau vairāk nekā 25 gadus. Mums ir jāpiemērojas industrijai un esošajām vajadzībām jāņem vērā arī izmaiņām, kas ir notikušas transporta nozarē šajā gadu laikā. Mēs piedāvājam vairs valstīm neierobežot uh, bez transporta līdzekļu vadīt nomēr transporta līdzekļu izmantošanu, kas, um, uz, kas, tiek, rez, kas ir reģistrēta citā valstī. Nu, protams, tik tālu, cik tālu tas uh, mm, atbilst nepieciešamiem drošības prasībām. Un te ir mēs runājām par nomāšanas uh, tirgu, kas ir ļoti svarīgi maziem vidējiem uzņēmumiem. Mēs arī uzskatām, ka tas tādēļ rada vairāk darba vietas. Uh, lai izvairītos no tirgus kropļošanas. Tādēļ, ka pastāv dažādas nodokļu sistēmas, mēs vēlamies paredzēt arī iespēju dalību valstīm ierobežot savā teritorijā šo numēto transporta līdzekļu izmantošanu vai nu ierobežojumu laikā, vai arī ierobežojot uh, transporta līdzekļu skaitu. Runā, domājam šeit par četriem mēnešiem, ko varētu izmantot šo laiku, kamēr varētu izmantot un eh, gada laikā va, un ļaut izmantot transporta līdzekļu skaitu, kas atbilst vismaz 25% no kopējā uzņēmuma īpašumā esošā pārka. Tad mēs arī piedāvājam lai visa informācija par šiem transporta līdzekļiem arī tiktu reģistrēta Nacionālajā reģistrā, lai būtu arī eh, šī informācijas apmaiņa ar elektroniskajiem reģistriem starp dalību valstīm, starp iekšējo tirgus mm, informācijas sistēmu, kā tas tiek arī piedāvāts eh, citviet mobilitātes pakotnē šādā veidā. Mums izdosies arī eh, tā uh, Um, viegli īstenot šo iekšējo tirgu, respektējot sociālos noteikumus, tirgus, uh, noteikumus. Nu, lūk, aicinu visus kolēģus, priekšsēdētājas kundze. Neatbalstīt tos grozījumus, kura mērķis ir diskriminēt pašu transporta līdzekļu izmantošanu un nomēto transporta līdzekļu izmantošanu. Mums nevajadzētu šeit apdraudēt transporta nozari. Nekādā gadījumā nevajadzētu bloķēt drošāk zaļāku pārku, autopārku un arī jāsaka nē tajiem pasākumiem, kas padarīs sarežģītāk arī operatoriem. Um, nomēt transporta līdzekļus ārkārtas apstākļos, šis sloks vienmēr uh, gulsies uz pašstrādājošo pleciem. Mēs te runājam par tādu direktīvu, kuras mērķis ir uzlabot visu Eiropiešu dzīves apstākļus. Protams, ka mums ir nepieciešami tādi transporta līdzekļi, kas ievēro emisiju um, ierobežojums. Mēs negribam arī likumdošanu pārklājumus. Sakiet lūdzu arī nē tiem grozījumiem, kuru mērķis ir uh, mainīt likumdošanu un arī uh, izkropļot citas direktīvas un aicinu balsot par rī, rī, ziņojumu rītdien. Paldies referents kundzei. Tagad vārds uh, komisārs kundzei lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, godētie dāmas kungi deputāti, es gribu pateikties. Transporta komitejai pateicos īpaši Monteiro kundzei, pateicos ēnu referentiem par šo visumā labi izstrādātu līdzsvarot ziņojumu par komisijas priekšlikumu atjaunināt noteikumus par uh, uh, transporta, bez transporta līdzekļu uh, vadītāju nomētiem transporta līdzekļiem. Uh, um, šī joma ir ļoti pievilcīga, salīdzinot ar iespēju nopi, iegādāties vecus nolietotus transporta līdzekļus. Nomātie nu, transporta līdzekļi parasti ir jaunāki un drošāki nekā transporta līdzekļi, kuri ir operatori īpašumā. Nomāto nu, transporta līdzekļu vidējais vecums ir krietni ja, mazāks par uh, operatoru um, īpašumā esošiem transporta līdzekļiem. Šie transporta līdzekļi, kas, tad, kas tiek nomāti, atbilst vides standartiem, tie ir labi gan ceļu drošībai, gan arī videi. Noteikumu pārskats attiecībā uz nomātajiem transporta līdzekļiem pārēdz atcelt novecojošus ierobežojumus un ļauj izmantot šos modernos un tīros transporta līdzekļus. Papildus gribam nodrošināt arī to, lai uzņēmumi, lai operatori varētu izmantot arī transporta līdzekļus, ko viņi ir nu, iznomājuši citās valstīs, kur nav viņu uzņēmēja darbība, un lai viņiem būtu juridiskā skaidrība, kad viņi to dara. Kad jūs nomājat transporta līdzekli, tad jums ir jāspēj šo transporta līdzekli izmantot jebkurā vietā Eiropas Savienībā. Uh, nesaskarties ar ierobežojumiem atkarībā no tā, kurā vietā jūs strādājat. Lai izvairītos no, piemēram, dažādiem šķēršļiem, protams, var paredzēt dažādas ierobežojumus šajā nomāšanas jomā, taču šiem ierobežojumiem ir jāļauj operatoriem atbildēt uz sezonālām prasībām vai arī aizstāt um, saplīsuši transporta līdzekli, ka tas ir nepieciešams. Nu, lūk, savā pē, savos pētījumos mēs to esam arī um, konstatējuši, ka šāda veida transporta līdzekļu izmantošana ir ārkārtīgi svarīga. Jā, ziņojumā jums ir taisnība sakot, ka um, uh, no direktīvā arī jānodrošina tas, lai dalība valsts nevarētu ierobežot uh, Eh, šo tra nomēto transporta līdzekļu izmantošanu dalību, sa savas dalību valsts teritorijā, ja tas ir atļauts tajā dalību valstī, kur ar uzņēmē darbību nodarbojas attiecīgais operators. Proti, uh, kamēr jūs varat izmantot nomēto transporta līdzekli savā valstī, jūs to varat izmantot jebkurā citā Eiropas Savienības dalību valstī. Grozījumi, kas ir iesniegti plenārsēdes grozījumi, um, plenārsēdes balsojumam rītdien, lielā mērā ir pieņemami arī komisijai, taču man ir jāmin specifiski divi grozījumi, kas varētu iznīcināt delikāto līdzsvaru, eh, ko ir radusi ziņojumā Monteiro kundze. Viens grozījums, piemēram, ļautu dalībvalstī ierobežot nomētu transporta līdzekļu izmantošanu ārvalstu operatoram, kas neatbilst jaunākajiem vidas standartiem. Viens no argumentiem, kas ir par nomētu transporta līdzekļu izmantošanu, ir tieši tas, ka transporta, šie transporta līdzekļi ir tīrāki un jaunāki. Uh, Tām nevajadzētu būt lielai problēmai, taču šāds noteikums iznīcinās juridisko skaidrību, kas ir tagad labi atrunāts Monteiro kundzes ziņojumā, ja tas ļaus dalību valstī piemērot dažādas ierobežojumus nomātiem transporta līdzekļiem. Vispirms vajadzēs pārbaudīt, vai varat vispār braukt ar šo nomāto transporta līdzekli. Uh, Eh, tad, eh, kur jūs vēlties tieši izmantot šo nomērtot transporta līdzekli un tam līdzīgi, kamēr šāds ierobežojums nepiemērosies operātori īpašumā esošiem transporta līdzekļiem. Un vēl viens satraucošs grozījums ir ļaut dalību valstīm ierobežot nomēr transporta līdzekļu izmantošanu um, pašu uh, vajadzības operācijām. Dažās valstīs, kur tiek piemērot šādi ierobežojumi, ir vairāk uh, izmanto transporta līdzekļi, kas uh, tiek uh, um, kas ir tukši. Tur nav nekādas uh, arī juridiskās skaidrības kompānijām, kas izmanto šos transporta līdzekļus. Tāpat laikā mēs varam uh, atbalstīt un pieņemt vispārējos grozījumus, kas pārēdz uh, labāku informāciju um, vadītājiem, kas arī veicina direktīvas efektīvāku īstenošanu. Un tagad sagaidu jūs komentārus. Paldies! Paldies, komisārs Kunze, un tagad uzklausīsim politisko grupu pārstāvjus. Vispirms Grifins kundze, sociāldemokrāta grupas vārdā priekšsēdētāja Lūcijas Andersonas vārdā gribu teikt, ka šīs nomātie, nomātie transporta līdzekļi ir svarīgi Eiropas Savienības transporta politikai un jau ir veikti pasākumi, lai pārskatītu tiesisko regulējumu, bet tagad mums tas jādara steidzami, ne tikai ņemot vērā strīdīgos mobilitātes pakotnes priekšlikumus. Mums ir jādomā par eh, vides eh, eh, aizsardzības apsvērumiem un arī par autovadītājiem. S un D ir iesnieguši vairākus būtiskus grozījumus līdzlekus citu politisko grupu deputātiem. Par spīti centieniem rast kompromisu tādos jautājumos kā vadītāju apmācīšana, eh, smago eh, transporta līdzekļu ietekmu uz vidi, eh, tirgus darbība referente nav rādīju, izrādījusi vēlmi ņemt eh, vērā atšķirīgos viedokļus. Es aicinu deputāts atbalstīt mūsu grozījumus rītdienas balsojumā, lai radītu labu pamatu sarunām ar padomi. Ir svarīgi nodrošināt, lai nomātie transporta līdzekļi ievērotu uh, Eiropas Savienības tiesību aktos no noteiktās emisiju normas. Ņemot vērā dažādo situāciju dalību valstīs, ir pamatoti ļauj dalību valstīm noteikt ierobežojumus uh, nomātu transporta līdzekļu izmantošanai. Tāpat jānodrošina, lai auto vadītāji saņem nepieciešamo informāciju tāpat par uh, Eh, jānosaka adekvāti sodi un atturoši sodi par direktīvas normu pārkāpumu. Un šādi pārkāpumi jāuzskata par nopietniem pārkāpumiem attiecībā ar Eiropas Savienības uh, transporta normām un būtu jāņem licences operatoriem, kas Eh, šādus pārkāpumus ir izdarījuši, un tādēļ sociāldemokrāti nevar atbalstīt ziņojumu pašreizējā formā, ja tas netiks grozīts. Paldies! Paldies, EKR grupas vārdā Demis Mākerkungs, viena minūte. Godātie kolēģi, šis dosjē patiešām ir vērsts uz to, lai panāktu līdzsvaru starp uh, no vienas puses tirgus atvēršanu nomātiem uh, uh, transporta līdzekļiem un efektīvākai uzņēmēji darbības īstenošanai, un otras puses nodrošināt, lai tirgus tiktu regulēts, lai tiktu novērsta negotīga Uh, konkurence, jādomā arī par nodokļu jomu un par uh, satiksmes drošību. Un referentei ir izdevies panākt šo uh, līdzsvaru. Uh, runājot par iekšējā tirgus regulējumu, ir jāņem vērā noteikti uh, Uh, apsvērumi. Um, Dalībvalstis arī var regulēt savu tirgu, nekropļojot kopīgo tirgu. Es uzskatu, ka šis priekšlikums ir atbilstoši jāīsteno, kad tiks panākt vienošanās ar padomi. Ļoti svarīgi ir tas, kā šis priekšlikums tiks izmantots, un mūsu grupa balsojumā to atbalstīs. Van Miltenburga kungs Alde grupas vārdā. Paldies priekšsēdētāji. Uh. Uh, nomātu transporta līdzekļu izmantošanu kravu pārvadājumos, uh, uzlabo uzņēmumu uh, elastību, efe, darba efektivitāti un tāpat tas palīdz mm, novērst neracionālu kapitāla izmantošanu, ja transporta līdzekļi nepietiekami ir noslogoti. Tāpat šie transporta līdzekļi ir vidēji draudzīgāki un nodrošina ilgtspējīgu attīstību. Tādēļ es atbalstu um, nomāto transporta līdzekļu tirgus liberalizāciju, nodrošinot godīgu konkurenci starp uzņēmumiem, un tāpat mēs likvidējam nevajadzīgos šķēršļus un slogus. Atbilstoša numuru zīmju reģistrācija šiem nomātiem transporta līdzekļiem ļoti svarīga, lai nodrošinātu kabotāšu noteikumu ievērošanu. Tāpat ir nepieciešama sadarbība starp dažādu dalību valstu iestādēm, lai vienmēr būtu skaidrs, kurā valstī operators ir uh, reģistrēts. Un uh, šajā uh, dokumentā, par ko balsosim rīt, tas viss ir atbilstoši atrunāts un ir uh, tāpat uh, jāparāds dalību uh, valstu iespēju noteikt ierobežojumus, ja tas nepieciešams. Šis uh, teksts ir līdzsvarots un veidos uh, atbilstoši darbojošos tirgu nomātiem autotransporta līdzekļiem. Paldies! Un tagad eh, zaļo grupas vārdā Dalundes kungs. Paldies priekšsēdētāji. Transporta pakotnē uh, Eiropa kustībā, ko ir sagatavojusi Eiropas komisija, ir vērsta uz atbalstāmu mērķu sasniegšanu bet mēs eh, varam arī atbalstīt eh, pārējais procesu transporta sektorā. Tāpat eh, ir arī šis priekšlikums par autotransporta līdzekļiem, kas nomāti bez vadītājiem, bet varētu paredzēt stingrākas kontroles, kravu novirzīšanu no ceļiem uz dzelzceļu, labāku kravas automašīnu vadītāju apmācību. Mēs varētu atbalstīt komisijas priekšlikumu, bet mēs gribētu padarīt stingrākas normas attiecībā uz pastkastīšu firmām un uh, Uh, nodokļiem. Tagad Vjokundzei vārds GNGL grupas vārdā. Paldies! Tas, ka uzņēmumiem tiek dota iespēja nomāt uh, transporta līdzekļus kravu pārvadājumiem Eiropas Savienībā. U, uzlabos uzņēmumu darbības iespējas. To es atbalstu. Bet mums ir nepieciešams tāds teksts, kurā nebūtu trūkumu, kas varētu tikt tālāk izmantoti, eh, lai eh, izvairītos nodokļu eh, maksāšanas. Un mēs uzskatām, ka ir jāierobežo uh, nomas ilgums tikai divos, divas reizes gadā. Tas būtu pieļaujams un nedrīkstētu pārsniegt 20. 25% no paša uzņēmuma autoparka. Ir nepieciešamas uh, noteiktas garantijas, bet ja ir tagad uh, atļau, atvērt šis tirgus bez ierobežojumiem un darb, dalību valstiem nav ļauts noteikt ierobežojumus, tas paver iespēju ja ļaunprātībām. Un uh, var uh, arī tas novest pie tā, ka dalību valstis zaudē budžeta ieņēmumus. Tas var arī veicināt uh, autovadītāju eksploatāciju, ko īsteno negodprātīgi uzņēmēji. Tāpat tas var radīt sociālo dempingu un nostādīt nelabvēlīgākā situācijā dzelzceļa transportu. Paldies FDD grupas vārdā Ajuto kundze. Paldies, priekšsēdāji godētāji komisārs kundze kolēģi. Mēs redzam, ka nomāto transporta līdzekļu izmantošana kravu pārvedājumiem var būt risinājums, kas garantē elastību transporta uzņēmēja darbībā. Nu, Galvenais labums ir par to, ka tiek izmantot daudz modernāk transporta līdzekļi un drošāk transporta līdzekļi, taču pārlieku liela šāda transporta līdzekļa izmantošana varētu novedīt pie konkurences problēmām. Jūs uzņēmumiem atrodaties dažādām valsts, dažādās valstīs, un arī sociālās problēmas varētu būt aktuālas. Vajadzētu saglabāt dažas valstu prerogatīvas, lai tās varētu ierobežot māsveida bez transporta līdzekļu vadītāju nomato transporta līdzekļu līdzekļu izmantošanu. Nu, runājot tieši par uh, transporta līdzekļu izmantošanu un nomēšanu, kas ir smagāk par sešām tonām, paldies! Paldies! Paldies! Uh, tie bija politisko grupu pārstāvi. Tagad uzstāsies citi deputāti. Vispirms Demontes kundze. Vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāras kundze. Es esmu par to, kā mēs spēram papildus soļus priekšu, lai atceltu ierobežojumus iekšējā tirgus darbībai un lai izveidotu vienotu regulējumu šī, šai nozarei. Tieši tādēļ lai atvieglotu ierobežojumus eh, šo transporta līdzekļu nomāšanai. Tam ir jāiet roku rokā ar 1071 un 1072 2009 regulu īstenošanā, lai varētu aizskaust krāpniecību. Arī nelegālā kabotāža ir nozars nopietna problēma, kas ir jāapkaro. Diemžēl ar šo tiesību aktu pastāv risks, ka eh, šo ja nebūs garantijas, to visu būs grūti apkarot. Nu, piemēram, šis ierobežojums pēc četriem mēnešiem un 25% no visa autopārka. Ir jāsniedz ļoti skaidrs signāls, eh, ka mm, iekšējā tirgus darbības uzlabošana nenozīmē, ka varam atcelt eh, vienlīdzības ar dalību valstīm. Paldies! Dankeschön, Herr Kaputos. Paldies, Kaputo eh, kungs, vien minūtes un devārdā lūdzu. Paldies, priekšsēdājas kundze, gutētā komisārs kundze, Eiropas Savienības līguma došana attiecībā uz bez transporta līdzekļu vadītāju nomā transporta līdzekļu izmantošanu jau spēkā 25 gadus. Tā ir likumdošana, kas ir jāpiemēro, lai tā atbilstu uh, šodienas prasībām nozarē. Es atbalstu priekšlikumu vispārējo mērķi. Tas ļauj uh, arī veicināt godīgu konkurenci starp uh, nomām Eiropas Savienībām. Nē, tad ir ierobežota arī nomēr transporta līdzekļu izmantošana citā dalību valstī ar nosacījumu, ka attiecīgais transporta līdzeklis atbilst visiem nepieciešamiem standartiem, lai garantētu šīs priekšlikums īstenošanu, ir ļoti svarīgi ievērot visu nepieciešamos kriterijas nosacījums. Arī elektri, nacionālajie elektriskie reģistri, tur ir jābūt transporta līdzekļa numuram īpaši norādot arī, cik uh, ilgi var izmantot šos uh, tran nomētos transporta līdzekļus katras dalībvalsts teritorijā. Paldies! Paldies! Tagad brīvā mikrofona procedūra un ir pieteicies Marijas kungs šai procedūrā. Priekšsēdētājs kundze, atvarot tirgu var rasties problēmas, piemēram, negodīga konkurence, mazo vidēju uzņēmumu aizvēršana, kā arī uh, problēmas, kas rodas brīvo profesiju pārstāvjiem. Un tagad mums ir problēmas, problēmas arī transporta nozarē Grieķijā. Un kad mēs veicam šādas lietas, kad mēs runājam par drošības prasībām, par to, ka mums ir jābūt zaļākiem, atverot tirgu un tā tālāk. Un atceroties visus eh, šos transporta jautājumus un arī tādus pasākums, eh, kā piemēram eh, irējamo automašīnu daudzums un tam līdzīgi, bet Grieķijā jāsaprot, piemēram, ka tur ir ļoti daudz bulgāru Eh, kravas automašīnu, kas eh, valsts teritorijā tiek izmantotas eh, iekšējo pārvadājumu veikšanai, lai gan tā nevajadzētu notikt, un komisijai būtu šeit jārīkojas. Paldies! Paldies! Tagad vārds komisijas pārstāvē komisārai Bulcē. Thank you very much, Madam President. Liels paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti! Paldies par šo, šīm īsajām, bet ļoti konkrētajām debatēm. Es gribēju vēlreiz pateikties visiem deputātiem, kuri ir devuši ieguldījumu šajās diskusijās eh, par šo te svarīgo jautājumu, un, protams, arī referents kundzei. Īrēto eh, automašīnu izmantošanai iekšējā tirgū, nu tas tas būtu jāveicina, un nav nekāda iemesla, kāpēc īrēto automašīnu lietošanai būtu jābūt grūtākai un sarežģītākai nekā uzņēmējiem piedarošu automašīnu lietošanai, un visi tam noteikti piekrīt. Es gribēju arī vēlreiz uzsvērt, ka šis priekšlikums tiešām atbalsta augstāku drošību vadītājiem un kopumā arī augstāku, labāku transporta drošību. Tas arī sniedz ieguldījumu transporta nozares dekarbonizācijā. Un vēlreiz tiek norādīts, tad kāpēc mēs īsti runājam par ceļu transportu? Jo ceļu transports rada 70% no visām emisijām. Tātad 70% no visām emisijām Eiropā. Tieši tāpēc mēs tam pievēršamies. Es gribētu arī vēl sniegt divus komentārus par to, ko jūs teicāt. Pirmkārt, par efektīvu kontrolas uh, organizēšanu. Visi automašīnu numuri tiks uh, pierakstīti valsts elektroniskā reģistrā, kur būs reģistrēti visi transporta uzņēmumi. Atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem. Un otrs uh, komentārs um, lai atbildētu uz tā deputāta komentāru, kurš norādīja, ka pasliktinās vadītāju darba apstākļi. Es gribētu teikt, ka šeit ir runa par noteikumiem, kas attiec tikai uz automašīnām, nevis uz vadītājiem. Līdz ar to vadītāju darba apstākļi netiek nekādā veidā ietekmēti. Pēc šī pirmā lasījuma vajadzētu būt iespējams eh, noslēgt diezgan ātri trilogu procedūru, un Rumānijas prezidentūra ir gatava strādāt ar šo dokumentu tuvākajā laikā, lai varētu formāli pieņemt šo direktīvu līdz sasaukuma beigām, un mēs tiešām to ļoti augstu vērtētu. Un vēlreiz es gribēju paust savu pateicību par lieliski izdarīto darbu, liels paldies! Un beigās es gribēju arī visiem novēlēt ļoti veiksmīgu, veselu un konstruktīvu 2019. gadu. Liels paldies! Paldies, eh, komisārs kundze, arī mēs jums to pašu novēlam. Un tagad vārds referents kundzei senhora presidente. Agradeço as palavras da senhora. Paldies! Es gribēju pateikties eh, komisārs kundzei par viņas teikto, kā arī, protams, visiem kolēģiem, kas eh, piedalījās debatēs un kas joprojām turpina arī palīdzēt veidot manu ziņojumu. Domāju, ka rīt gūšu plašu atbalstu jo mums ir dokuments, kas sniegs tiesisko noteiktību eh, tirgu, eh, kur ir liels potenciāls, kas vienkārši ir jāatklā, jāatklāj, un to mēs ar Eiropas parlamentā varam palīdzēt izdarīt. Transports, pārobežu transports, eh, šis tirgus ir svarīgs. Mums ir jāļauj pārvadātājiem eh, pielāgoties, reaģēt uz eh, kaut kādām izņēmumu, sezonālām prasībām un jāatceras, ka mēs šādi arī varēsim nodrošināt lielāku satiksmes drošību, jo, protams, eh, tāpēc, ka visi šie transporta līdzekļi būs labā darba kārtībā un varēs arī vairāk ieguldīt naudas uzņēmumos, nevis uh, automašīnās, e, jo tās būs iespējams noīrēt. Eiropas Savienības regulējums ir ļoti skaidrs, ir emisiju ierobežojumi, kas ir noteikti Eiropas Savienības e, tiesību aktos, un tie arī būs piemērojami šiem transporta līdzekļiem. Es neesmu minējusi automašīnas, e, kuru svars ir lielāks par sešām tonnām, jo tām attiec cits regulējums. Uh, ir jānodrošina, ka dalību valstīs ir četru mēnešu ierobežojums. Eh, mums jārēģē uz eh, jautājumu tātad, ka dalību valstīs ir četru mēnešu ierobežojums šādu transporta līdzekļu izmantošanai un arī uz citiem jautājumiem, kas ir aktuāli šajā ziņā. Mēs nemēģinam arī eh, ar šo tiesību aktu mainīt kādus citus tiesību aktus. Uh, Mums ir jānodrošina, ka visa informācija ir reģistrēta starptautiskās vai vietējās datubāzēs, lai nodrošinātu vienotā tirgus darbību. Paldies, debates ir noslēgušās. E, balsošana par šo jautājumu notiks rīt. Pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Lināras kundzes ziņojums - integrēta pieeja dzimumu līdztiesības nodrošināšanai Eiropas parlamentā. Lināras kundze vārds jums uz četrām minūtēm. Paldies priekšsēdētāji komisārs kundze. Godātie kolēģi, vispirms vēlos pateikties visiem ēnu referentiem, politiskiem konsultantiem un asistentiem par lielisko sadarbību, gatavojot šo ziņojumu. Uh, dzīmumu līdztiesības nodrošināšana ir svarīga. Uh, tā ir uh, globāla pieeja, tas nav pašmērķis, bet ir stratēģija, līdzeklis, lai panāktu dzimumu līdztiesību. Integrēta pieeja dzimumu līdztiesībai uh, Eh, ir vērsta uz to, lai eh, izvirzītu dzimumu līdztiesību kā prioritāti visās jomās - likumdošanas, izstrādāšanā, īstenošanā, plānošanā, projektu programmu īstenošanā, pētniecībā un citviet. Ir nepieņemam, ka 2019. gadā Uh, ņemot vērā to, ka Eiropas Savienības iedzīvotāju skaits ir puse vīriešu, puse sieviešu, diemžēl mūsu parlaments neatspoguļo šo līdzsvaru, jo tikai 36% uh, deputātu ir sievietes. Ir jārosina Eiropas Savienības politiskām partijām nodrošināt dzimumu līdzsvaru uh, kandidātu izvirzīšanas procesā, izmantojot, piemēram, paritātes sarakstus vai citus uh, uh instrumentus lai gan sievietes veido 59% no parlamenta darbiniekiem, viņas ir mm, daudz mazāk pārstāvētas polit, augstākajos vadības līmeņos. Un šis īpatsvars ir pieaudzis tikai nedaudz. Diemžēl sieviešu uh, pārstāvība uh, augstākajos lēmumu pieņemšanas līmeņos joprojām ir neliela. Un mēs aicinām uh, panākt uh, sieviešu lielāku pārstāvību šajos uh, lēmumu pieņemšanas līmeņos. Un ir pietiekami daudz uh, kompetentu uh, Uh, sieviešu, lai aizpildītu uh, vakances, kad tās parādās. Un ir uh, mums jāiedibina līdztiesības kultūra. Eiropas parlamentam ir jā veicina integrācija, jādomā par LGBTI kū, eh, kopienas eh, labklājību, ir jādomā par visu eh, dzimumu identitāšu labklājības nodrošināšanu. Ir jāvēršas pret seksuālo vajāšanu un tā ir dzimumu diskriminācijas visa ekstrēmākā forma, kas graudzimumu līdztiesību. Diemžēl progresa parlamenta rekomendāciju īstenošanā ir lēns un nepietiekams, piemēram, attiecībā uz deputātu un darbinieku obligātu apmācību par uh, šiem jautājumiem, uh, par uh, uzmākšanos un uh, parlamentā darbojas divas uh, komitejas, kas strādā pie šiem jautājumiem jautājumiem. Es gribu teikt, ka dzimumu līdztiesības jautājums ir ne tikai sieviešu jautājums. Vīriešiem ir jāuzņemas lielāka atbildība, lai, jo viņiem kopumā ir lielāka ietekme Eiropas parlamentā nekā sievietēm. Mums ir nepieciešams uh, stingrākas saistības attiecībā uz dzimumu uh, Eh, līdztiesības nodrošināšanu visos līmeņos un ceru uz jūsu atbalstu balsojumā rīt. Paldies! Paldies, referents kundzei! Tagad uh, eh, Juravs kundze uzstāsies Eiropas komisijas vārdā. Godātā priekšsēdētāja, godātie deputāti! Pirmkārt, gribēju pateikties ministkundzei par otro ziņojumu šajā jautājumā un arī par Eiropas parlamenta darbu. Eiropas Savienībai un tās iestādēm šis jautājums, tātad integrētā pieeja, nav izvēle, tas ir obligāti. Tas ir norādīts gan līkumos, gan akī, gan pamatiesību hartā. Dzimuma līdztiesība, diemžēl, vēl nav realitāte visiem. Rādītājs stagnē, ja ir kaut kādas iespējas, uzlabojumi šajā ziņā, ļoti bieži tie ir ļoti mazi. Un līdzīga situācija, diemžēl, ir arī Eiropas Savienības iestādēs. Un jāsaka, ka dzimuma līdzsvars kopš 2009. gada principā nav būtiski mainījies no 35 līdz 36,4%. Pašlaik Eiropas komisijā 32% sieviešu deviņas tātad no 28 komisāriem. Arī uh, vidējā un augstākā līmeņa vadības pozīcijās uh, amatos sieviešu ir salīdzinoši maz. Tomēr jāsaka, ka dzimuma līdz, līdzsvars ir ārkārtīgi svarīgs, jo tas var palīdzēt uzlabot pilsoņu uzticību un arī uzlabot mūsu demokrātiju funkcionēšanu. Jo tiešām, kā Menārs Kundze norādīja, šogad politiskām partijām un dalībvalstīm ir iespēja parādīt, ka tās ir apņēmušās, ka tās apņēmīgi rīkojas šajā ziņā, ka tiek nodrošināts eh, vienlīdzīga sieviešu un vīriešu eh, vienlīdzīga pārstāvība eh, Eiropas parlamentā un Eiropas Savienības iestādēs. Publiska administrācija. Tai ir jābūt, ja tā varētu teikt, uz viena viļņa ar cilvēkiem. Uh, Esošais eh, priekšsēdētājs, komisijas priekšsēdētājs ir noteicis iekšēju mērķi nodrošināt 40% sieviešu pārstāvību vidējā un augstākā līmeņa vadītāja amatos līdz sasaukuma beigām. Līdz 18. gada beigām eh, sieviešu īpatsvars bija 37% augstākā līmeņa vadībā, bet vidējā eh, līmeņa vadībā 40% mērķis ir sasniegts. Progress tika panākts pēc ilgstošiem pūliņiem, atklāt un uzlabot, eh, attīstīt sieviešu talantus, jo īpaši ņemot eh, vērā to, kas ir noticis šajā, šajā sasaukumā, ziņojums bruģē ceļu nākošā sasaukuma deputāta darbam, un es atbalstu šādu pieju, jo jūs zinat, ka komisijas iesaiste dzimumu līdztiesības, integrētās pieejas Eiropas Savienībā un citur eh, darba kārtībā jau ilgu laiku. Un tā tas turpināsies arī šogad. Arī šogad mēs novērtēsim sasniegto progresu, nosakot trūkumus un eh, arī prioritātes nākotnē. Šajā kontekstā parlamenta viedoklis tiešām tiek augstu vērtēts. Paldies! Paldies! izteikties. Tagad uzstāsies deputāti politisko grupu vārdā. Vispirms Fariekungs, ETP grupas vārdā. Obrigās, jau prezident, kāds kolēgas, jau komisāri. Priekšsēdētāji kolēģi, komisārs kundze. Gribu apsveikt Angeliku Melīnu par lielisko darbu, ko viņi ir izdarījuši, sagatavojot šo ziņojumu par integrēto pieeja dzimumu līdztiesības jautājumiem Eiropas parlamentā. Es biju viens no ēnu referentiem un, protams, atbalstu, ka tiešām mums ir šāda te atbilstoša integrēta pieeja. Es gribēju minēt, ka pagājušā gada oktobrī Es biju viens no tiem, kas uh, iestājās uh, pret to, ko sauc par Hārvija Vainstīna skandālu. Bet mums arī ir līdzīgas situācijas Eiropas parlamentā. Mums joprojām uh, neviens neizsakās, kad, piemēram, tiek vērsta seksuāla vajāšana pret mūsu darbiniekiem. Ir pienācis laiks pateikt, nē, tam ir, tas ir jāpārtrauc. Uh, Protams, ka mēs varam strādāt eh, dzimumu vajāšanas komitejā, bet mums ir vajadzīga nulles tolerances politika, nulles iecietības politika. Ir ļoti svarīgi atzīt, ka tas viss ir saistīts ar nevienlīdzību vīriešu un sieviešu starpā, un tāpēc ir ļoti svarīgi, ka tad, kad mēs pieņemam darbā cilvēkus, ka mums ir jāatceras uh, ne tikai par dzimumu, bet arī par kvalifikāciju. Es nepiekrītu dažām citām politiskām grupām, piemēram, par dzimumu kvotām, uh, deputātu kandidātu sarakstos un tā tālāk. Un uh, neskatoties arī uz to, ka uh, Dzimuma jautājums ir iekļauts eh, visos Eiropas Savienības budžeta posteņos, nu, nu, tomēr mums budžets ir līdzsvarots. Un es gribētu aicināt visus kolēģus balsot par šo ziņojumu, jo es ceru, ka tas palīdzēs mazināt nevienlīdzības starp vīriešiem un sievietēm šajā parlamentā. Paldies! Un tagad sociālistu un demokrātu grupas vārdā Hēdes kundze. Paldies! Es gribēju sākt ar pateicības vārdiem Melnāras kundzei un visiem, kas piedalījās um, ziņojuma sagatavošanā, jo tur ir apskatīti visi svarīgākie jautājumi, jo mums ir jānodrošina, ka parlaments nākotnē um, ir līdzsvarots, tur ir dzimuma līdz, uh, vienlīdzība, bet mums ir jārunā ne tikai par pārstāvību, bet arī politiku līdzsvarotību šajā ziņā ir eh, pieņemti vairāki ziņojumi un tiek gatavot ziņojumi, bet ir ļoti svarīgi, ka visos šajos ziņojumos tiek ņemti vērā dzimumu līdztiesības jautājumi un visi nepieciešamie aspekti, lai mēs varētu pieņemt informētus lēmumus. Tāpēc visam parlamentam ir jābūt attiecīgi izveidotam. Mums arī jānodrošina, ka mēs uzreiz vēršamies pret seksuālo vajāšanu, jo tas ir noziegums, eh, tā ir ekstrēma Eh, dzimuma diskriminācijas forma. Tai nekur nebūtu jānotiek un vēl jo mazāk šajā iestādē. Un to mēs ļoti labi esam mācījušies arī no mītū kustības un citiem, ka tas ir ļoti svarīgi. Visiem deputātiem ir obligātā kārtā jāsaņem apmācība par dzimumu līdztiesības jautājumiem. Arī es pati esmu piedalījusies apmācībā 7. decembrī, un es biju vienīgā deputāte. Un tas ir nožēlojami. Un tikai 30 deputāti ir šādus kursus pabeiguši. Tas nav pietiekami labi. Visiem deputātiem jāparāda savā atbildība, e, un kursiem ir jābūt obligātiem. Un ir nepieciešama arī pilnīgi neatkarīga darba grupa, kas pētīs šādu seksuālās vajāšanas gadījumus parlamentā. Es nedomāju, ka parlaments pats to var darīt. Mums ir nepieciešama ārēji profesionāļi, kas to varētu izdarīt. Uh, Es gribētu arī aicināt visas politiskās grupas un visas dalībvalstis sagatavot uh, dzimumu ziņā līdzsvarotus sarakstus, izmantojot rotāciju. Un man liekas, ka tas ir ļoti labs princips. Paldies! Paldies! Dariks Kungs, eh, EKR grupas vārdā, paldies priekšsādātājs. Šis eh, ziņojums par integrātu pieeju dzimumu līdztiesībā ir pieņemts sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejā. Tātad tikai trīs deputāti no 22 šajā komitejā ir vīrieši. Tas nav līdzsvaroti, un mūsu demokrātijā ir nepanesami, ka visu uzmanības centrā tiek nolikts uh, eh, integrēta pieeja dzimumu līdztiesības nodrošināšanai. Un uh, ir uh, arī negatīvā ēnas puse. Sievietes tiek spiestas uh, iesaistīties tautsājumniecībā, ieņemt amatus, ko viņas pat nevēlas ieņemt. Bet mātēm, uh, vecākiem, ne bērniem uh, tas nenāk par labu. Līdztiesība nenozīmē vienādību. Mēs, mūsu devīze ir vienoti daudzveidībā. Kur tad ir šī daudzveidība, ja sievietes un vīrieši kļūst identiski? Mums ir jāpriecājas par atšķirībām starp sievietēm un vīriešiem un jāņem vērā, kādus darbus viņi vēlētos uh, pildīt. Un, ja būtu vairāk uh, vīriešu līdztiesības komitejā, tad mēs pie tā arī nonāktu. Paldies, saka priekšsēdētāji, man arī būtu prieks, ja uh, šajā līdztiesības komitejā būtu vairāk vīriešu, bet, diemžēl, uh, vīriešu deputāti nav izrādījuši šādu vēlēšanos. Un tagad Bilbao Barandikas kundzei vārds Alde grupas vārdā priekšsēdājas kundze, komisārs kundze, gribu uzteikt arī kolēģi Milnieres kundze, jo ļoti pedagoģiski izstrādāts izcilts ziņojums, lai apkarotu nevienlīdzību. Un tad eh, mums ir jārunā rādot piemēru, jo šeit piedāvājam konkrētus pasākums, lai Eiropas institūcijas būtu paties piemērs eh, līdztiesības jomā ne tikai vārdos, bet arī darbos, jo tur ir nepieciešams vairāk zināšanas un arī izvērtēt to, ko mēs darām institūcijās, un arī ir jāparedz nepieciešamie mm, finanšu līdzekļi, lai arī varētu iestāties par integrētu dzimumu vienlīdzību arī par šiem konkrētajiem uh, pasākumiem. Tas ir nepieciešams, tā nav kaprīze, jo šajos, uh, uh, arī šeit parlamentā nav vienlīdzīgi pārstāvs ar sievietēm un vīriešiem. Arī šo līdztiesību vienlīdzību mēs arī neredzam mūsu administrācijā šeit parlamentā. Mēs arī redzam, ka notiek arī seksuālā vajo, vajāšana un. Uh, Tas ir pretrunā arī ar likumdošanu un ziņojumiem, ko mēs šeit izstrādājam, lai apkarot nevienlīdzību. Mums mēs, neizdodas institucionālā arī komunikācijā to īstenot. Es pat rakstīju parlamenta prezidentam, jo. Uh, runājot par uh, pilsonisko līdztiesības kampaņu, um, kas tika organizēta Luksemburgas laukumā, bija ļoti maskulīna orientēta. Un te mēs arī redzam, kādas ir seksismu problēmas, arī darba vietās, un tas rada sociālas problēmas, drošības problēmas. Es šeit mēs tiešām vēlamies būt līderi, ne tikai pieņemt formālus pasākumus, vēlamies būt līderi institūciju vidū. Uh, tad nevienlīdzība ir um, um, veicina to, nevienlīdzība veicina tas, kā par normāli uzskatām nepieņemamas lietas. Un mums ir arī tad viss šī arhaiskās schēmas ir jāmaina. Ir nepieciešams arī turpināt šo darbu institucionālajā līmenī un cerams, ka galē labvējo populismu, kas vēlams, mēs atgriežamies pagātnē, kas arī pārkāpj dzimumu līdztiesības principus, cerams, nepārvērtīs šo projektu par parastu papīru. Bilbao kundze, jums vēlas uzdot zilās kārtīts jautājumu, vai jūs piekrītat uz to atbildēt, lūdzu? Mm, e, w Parlamencie Europejskim pracuje 110 kierowców. Paldies! Parlamentā ir 110 avauto vadītāji un divas ir sievietes. Vai jūsuprāt parlaments diskriminē sievietes? Jūs varbūt saprotat, ka sievietes varbūt nav tik ieinteresētas autovadītāju darbā, varbūt tas tāpat ir arī menedžera pozīcijās. Ko jūs par šo domājat? Frau Bilbao, bitte. Uz Bilbao kundze. Vērts atbildēja. Paldies par jautājumu. Jā, nu jūs izmantojat viens no, vienu no stereotipiem par sievietēm. Sievietes ir gatavas strādāt pilnīgi visa veida darbos un atbildības līmeņos. Un tas, ko nosodam šeit, ir tas, ka mums nav tās pašas iespējas. Arī runājot par autovadītājām. Uh, Kad es mācījos uh, mā, vadīt au, automašīnu, mans uh, instruktors teica arī, ka visi pētījumi norāda, ka sievietes uh, vada labāk automašīnas, jo rada mazāk uh, auto negadījumus, uzņems mazākus riskus, un arī līdz ar to mēs gribā par to strādāja, pie tā strādājām šeit, Eiropas parlamentā, ja būtu vairāk sievietes, kas vadītu autotransporta līdzekli, situācija būtu labāka. Paldies, un tagad Dengstrēms kundze. Paldies! Pateicos referentē par lielisko ziņojumu. Mēs Mums ir jāstrādā pie šīs dzimuma līdztiesības programmas šeit Eiropā, un mēs gribētu, lai, gribam uzteikt parlamentu, bet arī te tiešām iedara viss, lai cilvēkiem būtu visiem iespējas, mums visiem ir iekšējs potenciāls, un tas ir saistīts arī ar labu sabiedrību, un tad arī ja, sabiedrībām ir jābalstās uz vienlīdzību, apkarojot nevienlīdzību, vajāšanu un tam līdzīgi. Jo tas maksā ļoti dārgi gan privātpersonām, gan arī sabiedrībām. Ir jābūt aktīvai pilsonībai, labai izglītībai, solidaritātei un jābūt arī drošiem, ka šīs struktūras tiek analizētas un mainīts ir nepieciešams. Protams, arī vīrieši cieš no līdztiesības trūkumā. Mēs visi varam tikai iegūt no tā, ka um, izmantojam arheiskus maskulinitātes ideāls, vīriešu ideāls. Uh, Te mēs runājām par to, ka nepieciešams rīcības plāns, un uh, es varu tikai to atbalstīt. Lielas paldies, un tagad goēngāla vārdā Forences kundze lūdzu pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji kundze. Esmu Anu referentu un arī pateicos no sirds Anželikai par paveikto darbu. Pateicos arī citiem Anu referentiem, asistentiem, ierēģiem, kas arī sniedz savu devumu, lai izstrādātu šo svarīgo ziņojumu par to, kas ir paveikts šai sasaukumā un vēl arī par gāro ceļu, kas vēl ir jānoiet, lai nodrošinātu uh, dzimumu līdztiesību visās Eiropas Savienības politikās dalību valstīs. Īpaši uzskat, ka Eiropas parlamentam ir jāizsaka liels paldies feministu kustībai, kas vēsturē ir cīnījušās par taisnīgumu un politiku visām un visiem, visiem cilvēkiem un visiem arī tie dzimumiem, kas cieši no diskriminācijas un vardarbības. Tieši viņi mūs iedvesmo. Uh, cilvēktiesību, darba tiesību jomā apkarojot diskriminācijas. Uzskatu, ka ir ļoti svarīgi arī izcelt kādu skaitli, kas ir šajā ziņojumā, un prieks, ka tas tur ir. Mēs nevaram runāt par uh, integrētu piedzimumu līdztiesībai institūcijās, uh, ja mēs nerunājam par uh, starp taut starptautiskām feministu organizācijām, kas darbojas arī Romā un kas arī ir bijusi sieviešu līdzjūtības komitejā parlamentā, un arī, piemēram, Romas sievietes, kas cieši arī uzbrukumi nacionālā starptautiskā līmenī, lai ignorētu Romu sieviešu Uh, vietu sabiedrībā. Gribu norādīt, ka sievietes nav parādā, nē, gluži otrādi, gan Romā, gan citur Eiropā. Sievietes uh, iedvesmo arī feminismu politiku Eiropas līmenī, un tas tiešām man ir liels iedvesmas avots. Un tādēļ arī strādāju šeit, Eiropas parlamentā. Liels paldies! Liels paldies! Vai es varētu aicināt visus kolēģus tagad ievērot atvēlēto runas laiku? Žinski kundze, paldies, šis ziņojums. Kad mēs runājam par dzimumu līdztiesību, tas tiešām ir tāds uh, um, rakstīts mēnesis sardzīgiem, jo te jūs runājat par striktām paritāriem sarakstiem, par obligātām sieviešu kvotām. Tajā pat laikā jūs arī nožēlojat to, uh, kā sievietes nav pārstāvētas parlamentā un citur, vai tiešām jūs esat akli, ka jūs neredzat realitāti. Mūsu uzticības sievietēm tiek apšaubīta šāda veida pasākumiem. Kā var uzticēties darbā ņēmē, ja viņiem ir jāizvēlas eh, balstoties uz absurdām kvotām? Kā varam būt uzticami deputāti iepretīm pilsonim, kurš saka, viņa tik ievēlēta, jo viņa ir sieviete? Un vēl viena smuļķība šai tekstā. Uh, Tas, ka jūs šeit gribat mm, uh, izskaust uh, dzimumu stereotips, neizmantojot vairs uh, vīriešu sieviešu dzimtu, bet neitrālo dzimti, lai nevienu šeit nediskriminētu, īpaši vēl gā DVT cilvēkus. Uh, Situācija Eiropā nav tik katastrofiska, vai jūs tiešām domājat, ka mūsu līdzpilsoņi īpaši domāja par zeltainajām vestēm Francijā, kas jau demonstrē, um, protestē uh, divas uh, mēnešus, ka šī paritāte netiek ievērota. Nu, mēs vairs nevaram aizsargāt mūsu pilsoņus, jo migranti viegli tiek uh, Eiropas Savienībā ar brīvās tirsniecības nolīgumiem Junkers tūkstošiem cilvēku liek bezdarbā un arī islamisms mūs apdraud. Jūsu prioritātes šajā laikā ir um, dzimuma līdztiesība un uh, dzimuma diskriminācijas izskaušana. Jūs esat absolūti attālināti no reālās pasaules. Arī maijā vēlēšanās pilsoņi norādīs, kādas ir viņu prioritātes, un tad arī viņi teiks, ko viņi sagaida no deputātiem, uh, kurus viņi ir ievēlējuši. Lielas paldies! Paldies! Uh, ir cilvēks kārtiņas jautājums no Parences kundzes. Vai esat gatavi atbildēt uz viņas jautājumu? The floor is yours. Eh, paldies, paldies par to, ka esat gatava atbildēt jautājumu. Tātad pirmais, vai jūs uzklausījāt, tā kā klausījos es, ka uh, vai sievietes ir vispār piemērotas vadīt autotransportu, un vai tas neatbilst dzimumu stereotipiem jūsuprāt? Otrakārt, ir milzīga arī atalgojuma atšķirības starp sievietēm vīriešiem šeit Eiropā. Kā mēs to risināsim, nerunājot par uh, dzimumu? Uh, par eh, stereotipiem. Jūs runājāt arī vēl par darba ņēmēju. Es negribu kādu sieviešu vīriešu kvotu, es gribu, lai darba ņēmēji būtu gan sievietes, gan vīrieši. Un es ceru, ka uh, tas arī mainīsies, arī mainot stereotipus par dzimumiem. Paldies! Pazenē. Alors, je vous remercie pour Paldies par jautājumu. Es nerunāju par sievietēm, kuras vada automašīnas, tādēļ īsti nesaprotu jūsu jautājumu, bet es jums piekrītu, ka sievietēm vīriešiem jābūt līdztiesīgiem alga ziņā, nu tā ir nu, minimālā prasība. Jā, es piekrītu, ka jāmaina domāšanas veids. Uh, bet nu, tas nebūtu jānosaka Eiropas Savienībai, nebūtu jāpiespiež uh, pieņemt darbā sievieti, tāpēc, ka tā ir sieviete, ir jāpieņem darbā uh, sieviete vai uh, sievietei jākandidē vēlēšanās uh, un uh, jākandidē uz augstākiem amatiem, tādēļ, ka viņa ir spējīga to darīt. Paldies, tagad vārds Golnišu kungam. Tūkstoši. Uh, 853. gadā, kad Konstantinopola bija aplenkuši Turkija, uh, viņi diskutēja par to, kāds dzimums ir eņģeļiem. Šobrīd mēs parlamentā diskutējam par deputātu dzimumu, ir eh, ļoti gari teksti, eh, daudz liekvārdības, 30 apsvērumi, 30 lapuses, viss ir ļoti politkorekti. Protams, ka vīrieši un sievietes viens otru papildina un ir noteikts, ka visur viņiem ir jābūt pilnīgi identiskiem, un vienīgais, kas jums ir svarīgi, lai vīriešu un sieviešu skaits visur būtu vienāds, neatkarīgi no spējām, interesēm, vēlmēm. Visur jābūt paritātei, bet kā tad uzskaitīt 3., 4., 5. dzimumu LGBTI, par ko jūs arī runājat bez pār, pārtraukuma. Un tā tad tas nozīmē, ka visi būtu jāneutralizē, tīpaši vīrieši. Paldies, nākamā runātāja Kozlovska Rajevičs, kundze no ETP grupas. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs kundze Vispirms vēlējos uh, izteikt komentāru. Man pārsteidz tas, ka šeit, uh, šai zālē, cilvēki apšauba vajadzību cīnīties pret uh, dzimumu stereotipiem. Ja sufražetes savulaik nebūtu cīnījušās pret uh, šo Uh, šiem stereotipiem mums nebūtu parlamenta priekšstādātājs sieviešu komisāru, sieviešu parlamentā vispār nebūtu pārstāvēts sievietes. Mums būtu jāatcerās simts gadus senā uh, uh, feministu kustības vēsture. Vēlos pateikties Angelikai Linārai par izcili sagatavoto ziņojumu. Eh, integrēta pieeja dzimumu līdztiesības nodrošināšanai ļoti svarīga, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm. Un tas ir noteikts arī eh, līgumos un akī komunitēr. Ja mēs vēlamies sasniegt šo mērķi un rosināt, lai dalību valstis veiktu centienus šajā jomā, ir skaidrs, ka Eiropas iestādēm un Eiropas parlamentam ir jārāda piemērs. Uh, kā šo iestāžu darbībai jāizskatās praksē, kad tiek īstenota vienlīdzīga attieksme. Ir daudz pamatotu priekšlikumu, ir izvērtēti arī tie risinājumi, kas šobrīd tiek īstenoti uh, cīņa pret uh, iebiedēšanu Eiropas parlamentā uh, sastāvs un ir izveidot arī komiteja, kas strādā šiem jautājumiem. Ir aicināts arī aktīvāk iesaistīt tiesa uh, informācijas kampaņu rīkošanā nacionālos parlamentos un Eiropas parlamentā. Un es atbalstu šos ierosinājumus. Lielas paldies! Paldies! Vai esat gatavi atbildēt uz Šošņeca kunga? Uh, zilās kārtītes jautājumu. Nē, es neatbildu uz uh, šādiem jautājumiem, jo es vēlos cīnīties pret nevienlīdzību. Paldies. Tagad vārds Rodrīgas skundzē no S&D grupas. Paldies priekšsēdētāji komisārs Kunze, um, apsveicu visus jaunajā gadā. I, nu, sieviešu tiesību komitejā nav vairāk vīriešu, tādēļ, ka viņi nevēlas tur darboties. Kad mēs eh, runājam par integrētu pieeju dzimumu līdztiesības nodrošināšanai, ir jārunā arī par uh, parlamenta delegācijām. 36% parlamenta deputātu ir sievietes. Tas liecina, ka nav nodrošināta līdztiesība. Palūkosimies uz uh, Portugāles sociālistu partiju. Jau trešo reizi pēc kārtas Eiropas parlamenta vēlēšanās uh, tiek uh, virzīts pilnīgi līdzsvarots saraksts. Pirms diviem gadiem gadiem mums bija septiņas sievietes Eiropas parlamenta birojā no 21 uh, eh, biroja locekļa. Bet, ja palūkojamies uz augstākajiem līmeņiem Eiropas parlamentā, tad ir tikai 33% sieviešu īpatsvars. Tagad vārds Višņevskas kundzei, bet es redzu, ka Sošņēca kungs vēlas uzdot zilās kartītes jautājumu, bet uh, es šobrīd nedošu tādu iespēju. Paldies, saka Višņevskas kundze, priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze. Vēlējos norādīt, ka ziņojums par integrētu pieeja dzimumu līdztiešības nodrošinā Eiropas parlamentā būtībā neatbilst virsrakstam. Ja mēs tiešām uh, vēlētos risināt problēmas, kas saistības ar dzimumu, tad viena no galvenām, bet varbūt pat galvenā problēma būtu tas, kā saskaņot privāto un darba dzīvi. Ar šādām problēmām sievietes saskaras. Un man ļoti pārsteidz, ka šai ziņojumā par šo reālo problēmu nav nekādas runas. Sievietes vēlas kļūt par mātēm, viņas vēlas arī uh, Eh, veidot eh, profesionālo karjeru, un tādēļ ir jārada apstākļi, lai sievietes varētu saskaņot privāto un darba dzīvi. Sievietes ir labi izglītotas, un viņām nevajag kaut kādu īpašu atbalstu citā veidā. Mūsu asistentes darbo strādā parlamentā no 9 rītā līdz 6 vakarā, un viņām vissvarīgākais ir, kā uh, saskaņot mātes eh, lomu ar parlamenta darbinieka lomu. Un eh, jūs teicāt, ka esat pārsteigts, ka FEM komitejā ir tikai dažas sievietes. Mani tas nepārsteidz, jo šajā komitejā dominē kreisie populisti. Un tas noved pie tā, ka reālā līdztiesība pat eh, tiek uh, izsmieta, un to dara parlamenta kreisais spārns. Paldies! Eh, zilās kartītes jautājums, vai esat gatavi uz to atbildēt? Jā, lūdzu. Man ir īsts jautājums, vai jūs apzināties, ka uh, ziņojuma nosaukums ir integrēta pieeja dzimumu līdztiesības nodrošinā Eiropas parlamentā nevis uh, privātās un um, darba dzīves uh, saskaņošana. Tātad šeit ir, šīs abas tēmas ir svarīgas, bet uh, šī ziņojuma temats ir cits. Paldies, godātā kolēģe komisārs Kunze un mūsu referente norādīja, ka e, salīdzinoši maz sieviešu ieņem vadošus amatus Eiropas parlamentā. Mana diagnoze ir šāda. Ir tik maz sieviešu tādēļ, ka nav iespējams saskaņot ģimeni ar prof, e, profesionālo karjeru, un tādēļ arī sieviešu karjeras izaugsme ir lēnāka un gribu arī uh, teikt, ka šai ziņojumai paredzēta obligāta apmācība par seksuālo uh, vajāšanu. Vai jūs tiešām tik uh, slikti domājat par parlamenta darbiniekiem un deputātiem, ka, ka viņi ir īpaši jāapmāca, kā novērst šādu Uh, uzmākšanos. Jūs pār, uh, baudāt pārsteigumu, kādēļ tik maz uh, cilvēku piedalās šādā apmācībā, bet izglītoti kulturāli cilvēki tā nedara. Tie ir krimināli noziegumi, un par tiem likumā ir paredzēts sots visās dalību valstīs. Paldies! Tagad vārds Šošņets kungam. dzimuma līdztiesība, tāpat kā Sek, seksisms būtībā būtu jānosauc šis ziņojums seksisms Eiropas parlamentā, lai visiem būtu skaidrs, par ko ir runa. Ja jūs gribat zināt, kur roda šie negatīvie stereotipi, nu tie nāk no šādiem muļķīgiem ziņojumiem. Siev, vietas feministes grib, lai sievietes ieņem noteikti samats tikai tādēļ, ka viņas ir sievietes, nevis tādēļ, ka viņas ir kompetentas. 40. punktā ir uh, prasīts noteikti sankcijas par uh, vārdiem, par izteikumiem. Es gribu teikt, ka nebaidos no jūsu sodiem. Jūs nevarat sodīt taisnību, patiesību. Es esmu atbildīgs vēlētāju priekšā, nevis jūsu liekuļu priekšā. Jūs nevarat teikt, ko es nedrīkstu teikt šeit. Ja jūs nesaprotat, kas ir vārda brīvība, tad jums nav vietas šeit parlamentā. To pašu saku par Tajānīkungu. Tagad vārds Zaborskas kundzei. Paldies, godātā komisārs kundze priekšsēdētājs vietnieces kundze runājot par, eh, balstoties uz šo ziņojumu projektu, man būtu jāuzrunā jūs neitrālā veidā, bet manā valodā tas nav iespējams, ir jārunā vai nu sieviešu vai vīriešu dzimtē. Un ne parlamenta deputātiem, ne administrācijai, ne eh, tūkiem nav, iespē, nav tiesības izdot kaut kādus norādījumus, eh, mainīt valodu, kura ir veidojusies eh, gadu tūkstošu laikā. Un būtībā tas viss grauj reālus centienus nodrošināt vienlīdzīgas iespējas Eiropas Savienībā, ne tikai Eiropas parlamentā. Vēl sliktāk, tie eh, aizēno no nepieciešams iniciatīvas, piemēram, uzlabot sieviešu situāciju darba vietās vai noteikt nulles iecietību pret seksuālu uzmākšanos vai arī noteikt vienlīdzīgu samaksu par vienādu darbu vīriešiem un sievietēm. Mana 14 gadu pieredze šeit Eiropas parlamentā rāda vienu šis temats. Ir uh, bijis apspriests jebkura katrā parlamenta sasaukumā, bet uh, bieži vien mēs uh, necenšamies ieklausīties sievietēs tajā, ko viņas vēlas, bet tiešām cilvēcisko cieņu, līdztiesību. Un ja mēs būtu ieklausījušies, tad sieviešu situācija sabiedrībā būtu ievērojami labāk. Nākamā runātāja Džulija Vorta. Esmu priecīga ka šis parlaments cīnās, nopietni cīnās pret dzimumu nevienlīdzību, bet laikā, kad konservatīvie spēki cīnās pret sievietēm, meitenēm un LGBT pārstāvjiem, mums ir jāpieliek lielākas pūles, lai panāktu patiesu dzimumu vienlīdzību. Tad, kad mēs domājam par to, kā labāk iekļaut šos jautājumus parlamenta darbā un ES funkcijās, ir svarīgi atcerēties, ka šeit nav runa tikai par sievietēm. Dzimumu jautājumi ir svarīgi arī LGBT un citu minoritāšu mm, gadījumā, jo viņu pieredzes ļoti bieži netiek ņemtas vērā pieņemot politikas. Mums vēl ļoti daudz, kas ir jādara, uh, lai palielinātu daudzveidību, jo šeit ir pārāk daudz uh, vidusšķiras balto, baltās rases pārstāvju. Mums ir jāveicina politikas, kas sekmē daudzveidību un iekļaušanu, lai mums tiešām būtu tāda demokrātija, kur visi ir pārstāvēti. Un uh, es to daru piedāvājot uh, ēnošanas iespējas jaunām sievietēm un LGBT kopienas pārstāvjiem, un cerams, ka daži no viņiem arī nonāks šajā parlamentā. Uh, Eh, kā deputāti, jo tiem, kas ir kaut ko sasnieguši, viņiem nevajadzētu aiz sevis nojaukt visus tiltus, lai citi nevarētu tikt uz priekšu. Nu, jums, jums ir zilās kartiņas jautājums no Višņevskas kundzes, saka priekšsādātāji. Višņevskas kundzes. No ECR. Lūdzu. Paldies. Es gribēju protestēt pret to, kā konservatīvie tika nosaukti par sieviešu un meiteņu ienaidniekiem. Tā nav. Nevajadzētu šādas lietas teikt, tas stigmatizē cilvēkus, tas nav patiesība. Bet man ir šāds jautājums. Kāds ir jūsu viedoklis? kā var izve, izmantot eh, dzimumu neitrālu valodu un kā tas palielinās sieviešu un meiteņu iespējas. Tātad tieši izmantojot šādu valodu. Paldies! Turpinam darbu. Vārds Vojtakungam. Vienu minūti. Jā, danke, Frau. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, nu, jau brīnījos las balsot uh, ziņojuma projektā 17. lapusē par uh, Eiropas Savienības uh, tiesas nolēmumu par parlamenta priekšsēdētāja uh, nelikumīgu rīcību, bet šeit ir uh, runa par uh, Eh, vārda brīvības ierobežojušanu, eh, kreisie īsteno politkorektu cenzūru, tagad tiek eh, kurināts naids pret Ungāriju un Poliju un ir diskriminācija īstenota pret šiem, šīm valstīm. Šis pirmais tiesas nolēmums norāda, ka ir jārespektē vārda brīvība un Uh, ir tādi, kas noliedz dzimumu atšķirības un īpatnības. Jā, viena ģimene manā izpratnē sastāv no vīra, sievas un bērniem. Uh, un tikai tad mums būs nākotne, ja mums atteiksimies no individualizēšanas un sapratīsim, ka dzimums ir kaut kas vairāk nekā sociāls konstrukts. Paldies! Tagad vārds Šoidros kundzē no ETP grupas. Paldies, kolēģi! Es gribēju visiem atgādināt, ka pēdējais ziņojums eh, par dzimumu līdztiesības jautājumiem Eiropas parlamentā tika apspriests 2016. gadā, un tur tika iekļauts aicinājums nodrošināt vienlīdzīgu pārstāvību uh, FEM komitejā. Ir pagājuši gandrīz trīs gadi, un šajā ziņā ļoti maz kas ir mainījies. Vienlīdzīga pārstāvība nebūtu vēl nav sasniegta, jo īpaši šajā simboliskajā komitejā. Es uzskatu, ka ja mēs nesasniegsim šo konkrēto mērķi, tas būs tiešām groteski, ja mēs šeit mācīsim citus par vienlīdzīgu pārstāvību, ja paši to nevaram nodrošināt. Vēl jo vairāk komitejā, kur tiešām pie šiem jautājumiem ir jāstrādā. No 33 uh, parastajiem uh, biedriem mums ir uh, astoņi vīrieši un arī aizvietotāji ļoti maz. Es uzskatu, ka šajā komitejā un šajā ziņojumā Nu, tas viss ir tāds kā alibī. Mēs sakam, mums ir stratēģijas, rezolūcijas un tā tālāk, bet pamatā nekas jau nemainās. Jo Es uzskatu, ka mērķim tiešām ir jābūt patiesīgi, patiesai vienlīdzībai starp vīriešiem un sievietēm. Sievietēm tas nozīmē, kas viņām tiešām padodās eh, būt mātei, viņām ir jābūt labām karjerām, eh, labā, laba iespēja ģimenē, laba iespēja būt mātei. Paldies, Regners kundze no SND. Paldies, komisārs kundze. Uh, līdztiesības mērķis jau ir ierakstīts Eiropas Savienības dibināšanas līgumā. Tā, tā, tā ir Eiropas Savienības uh, vērtība, līdztiesība, varas uh, dalīšana un tagad, protams, galēji labējam šai parlamentā tas nepatīk. Šis uh, ziņojums runā par praktiskām lietām, par to, kas ir jāīsteno. Un uh, arī uh, tas uh, uh iekļauj mācības no MeToo kampaņas, un mūsu parlamentam ir jāiesaista, jāpiesaista neatkarīgi ārēji eksperti, kuri uzklausītu uh, cietušos. Uh, Un tāpat mums nevajadzētu kautrēties noteikt obligātu apmācību šais jautājumos un arī jāparedz atbilstošs finansējums. Un uh, referenti ļoti labi visu ir iekļāvuši savā ziņojumā. Paldies! Tagad pārējām pie brīvā mikrofona procedūras. Jau ir pieteikušies vairāk runātāji Tomašičs kundze vispirms. Paldies, priekšsēdētāji! Kad mēs runājam dzim, par dzimumu vienlīdzību Eiropas parlamentā, ir ļoti grūti nesākt ar tiem daudzajiem gadījumiem, kad šajā iestādē tik seksuāli vajādas sievietes. Visām šādām personām ir jānodrošina institucionālā aizstāvība. Mēs nevaram sievietēm dot vēstījumu, ka viņām ir jāpacieš šāda uzvedība, lai varētu virzīties pa karjeras paknēm. Diemžēl daudzas sievietes neseņem darbu, ko tās ir pelnījuši tikai tāpēc, ka viņas ir sievietes. Bet, nu, bet e, līdzīgi nožēlojumi būtu arī tas, ka viņas pieņem darbā tikai tāpēc, ka ir sievietes. Es pati arī esmu saskārusies ar diskrimināciju kā policista Kanādā, bet es tiešām smagi cīnījos un arī ieguvu savu kolēģu cieņu. Tuvojoties ES vēlēšanām, Eiropas parlamenta vēlēšanām, mainīsies parlamenta sastāvs. Mums ir nepieciešami visspējīgākie, inovatīvākie nekorumpētākie un drosmīgākie eh, deputāti, kādi iespējams, tāpat kā darbinieki. Dzimums nav tik svarīgs. Eh, nākošā runātāja Kuņevs kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Tas, ko mēs darām, vai tā ir revolūcija? Šķiet, ka dažiem tā liekas. Bet revolūcija, ko mēs varam panākt, cik tālu to mēs redzam, ir paskatīties apkārt, protestēt par to, kas notiek apkārt. Tā ir teikusi Roza Luksemburga. Tātad paskatamies uz realitāti. Eiropas parlamentā vairākums ir vīrieši. Eiropas parlamentā ir tikai 36% deputātu sieviešu. Mums ir jānodrošina atbilstošs līdzsvars jo īpaši runājot par augstākiem amatiem šajā institūcijā. Mums ir nepieciešama nediskriminējuša un pamatot attieksme pret sievietēm šajā parlamentē. Sinadinas kungs, nākošais runātājs uz vienu minūti. Dievs izveidoja sievieti un vīrieti, pēc uh, sava tēla. Mēs negaidām, ka ārzemnieki mums te mācīs par vienlīdzību. Uh, ja mēs paskatāmies, piemēram, uz senajiem grieķu un, un kristiešu tekstiem, Tur jau viss ir uzrakstīts. Tagad mums Briseles birokrāti māca kaut kādu absolūto vienlīdzību, izņemot visas dabiskās atšķirības. Pamattiesības un morālie noteikumi kļūst par politiskās eksploatācijas rīkiem, politisko mērķu sasniegšanai tiek izmantoti. Jā, vienlīdzībai, bet es iebilstu pret abu dzimumu vienādošanu. Nē, pret rasismu un seksismu. Nē, meritokrātijai. Un tā tālāk. Tas, ka mēs formāli izpildīsim kaut kādus mērķus, nenozīmē, ka mums būs jēgpilns progress. Mēs joprojām gribētu saredzēt, ka tiešām būtu efektīva rīcība, lai novērstu problēmas tieši saistībā ar seksuālo, neatbilstošu seksuālu attieksmi. Marijas kungs nākošais. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es gribētu teikt ka šis ir sociāls jautājums - dzimuma vienlīdzība. Un līdz ar to ir jābūt arī sociālām politikām, kur tas tiek nodrošināts. Bet, protams, ir stereotipi un politiskā ideoloģija, kas iejaucas šajos jautājumos. Mums kaut kas ir jādara, lai nodrošinātu dzimumu vienlīdzību. Bet, ja mēs skatāmies uz deputātu kandidātu sarakstiem Eiropas parlamenta vēlēšanās, tad šķiet, ka Grieķijā Ir iespēja, ka mēs nākotnē redzēsim, ka būs labāka sieviešu pārstāvība nākošajos sarakstos un ka arī būs lielāka sieviešu pārstāvība Grieķijas deputātu vidū. Tomēr, ja tas būs obligāts nosacījums, tas nebūs demokrātiski. Nevar vienkārši ieviest kaut kādu formālu 50% sistēmu Mums vajag īpašu vēlēšanu sistēmu, kas ļauj labāk izvēlēties. Un tad vēlēšanās eh, cilvēkiem būs vieglāk izvēlēties vairāk sieviešu nākošajās vēlēšanās. Paldies! Un pēdējais runātājs. Pirms dosim vārdu komisārei Epidedeus kungs. Viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Pagājušajā gadsimtā dzimuma līdztiesība ir kļuvusi par realitāti. Sievietes ir sasniegušas to pozīciju, ko pelnījušas ne tikai darbā, bet arī politikā un dažādu veidu sociālās darbībās. Daudzas sievietes pat šodien ieņem tādus amatus, kur ir liela atbildība, strādā augstos amatos dažādu veidu organizācijās un iestādēs. Piemēram, daudzas sievietes ir valstu prezidentas un premjerministrs, līdz ar to ir vienlīdzība. Bet, ja mēs skatāmies uz Eiropas parlamentu, arī šeit ir vienlīdzība. 55% sieviešu ir darbinieci šeit. Ja mēs paskatāmies uz sieviešu pārstāvību augstākos hierarhijas līmeņos, tātad administratīvajā darbā. Uz to nevajadzētu skatīties no kvotu punkta eh, skat, viedokļa vai no statistiki, statistikas viedokļa. Mums ir meritokrātus to jāskatās. Cilvēkiem ir jābūt nepieciešamām īpašībām kvalifikācijai. Un domāju, ka sistēma jau tagad labi strādā. Paldies! Vordas kundze, gribu uzdot jautājumu jums, vai jūs esat gatavs atbildēt? Džūlija Vorda. Es eh, negribēju uzdot jautājumu, es tikai gribēju pievērst uzmanību, jo jūs man nedavāt iespēju atbildēt uz iepriekšējo jautājumu, kas tika uzdots man. Jo man liekas, ka man tomēr viņam būtu jāatbild. Jo cīņa par sieviešu tiesībām, tā ir visa mūsu cīņa. Un esmu ļoti lepna, ka manā grupā tas tiek uztverts nopietni, tas ir mūsu darba prioritāšu sarakstā, tātad sociālistu un demokrātu grupā. Tomēr visi, kas dzīvo 21. gadsimtā, ņemot vērā mūsu pieredzi, kā piemēram prezidents Trumps ir viens no lielākajiem konservatīvajiem vai visizteiktāk konservatīvi noskaņotais eh, politiķis, ar ko mēs esam saskārušies vairāku desmitgažu laikā. Un izskatās, ka šeit mums pat eh, vienlīdzības samazinās, un kaut kā ir sanācis tā, ka Trumps ir normalizējis nevienlīdzību, seksuālo vardarbību, misagīniju. Tas viss pastāvēja iepriekš, un viņš ir konservatīvais, un tie ir tie konservatīvie spēki, pret kuriem mēs cīnāmies. Paldies! Atvainojos, ka nedēļu iepriekš jums uh, iespēja atbildēt šo jautājumu, tas man bija jādara, bet tagad dodu vārdu uh, komisārai Juravai. Es zinu, ka komisija kā iestāde dara visu, tāpat kā mēs kā, parlamenti, lai, kā parlaments, lai nodrošinātu dzimumu vienlīdzību. Paldies! Paldies par ļoti interesantām diskusijām, kas bija plašāks nekā ziņojums. Un es arī līdz ar to izmantošu šo iespēju izteikties plašāk nekā dokumentu darbības joma. Pieskaršos principiem, kurus mēs kā komisija un arī es izmantoju strādājot pie dzimumu līdztiesības jautājumu. Svarīgākie jautājumi manā ieskatā ir iespēja vienlīdzība Neviens jau nesaka, ka vīrieši un sievietes ir vienādi. Mēs runājam par vienlīdzīgām iespējām, par stereotipu graušanu, kas nedod sievietēm iespēju saņemt amatus, vadošus amatus. Un mēs zinām, ka tam joprojām ir ietekme. Tā tad iespēja vienlīdzība, arī nulles iecietība pret diskrimināciju un vardarbību pret sievietēm Mums, diemžēl, ir biedējuši skaitļi, kas rāda, ka gan atklāta diskriminācija, gan vardarbība tiešām ir problēmas, kas ir jārisina. Un trešais princips - mums ir jāizmanto sieviešu potenciāls gan politiskā, gan ekonomiskajā jomā, jo tas dos labumu visai sabiedrībai. Mums ir daudz pierādījumu, kas liecina, ka tas ir īsredzīgi nedod sievietēm iespēju uh, varbūt nenokļūt vadošos amatos, lai izmantotu savu, savu kvalifikāciju, jo 62% augstskola absolventu ir sievietes. Tātad viņas vēlas pārņemt šo te atbildību par mūsu vai daļu atbildības par mūsu sabiedrības attīstību. Jūs vairākas reizes minējāt, ka viens no jautājumiem, ko saskars sievietes, ir nepietiekami labi apstākļi strādājušām mātēm, lai varētu apvienot gan ģimenes, gan darba dzīvi. Tieši tāpēc, pieturoties pie šiem principiem, es gribu turpināt strādāt uh, līdz uh, manu pilnvaru laikam, laika beigām un paļaujos uz eh, parlamentu, ka tiks turpināts darbs eh, pie jau iesāktiem jautājumiem, tātad nodrošinot līdzsvaru starp darba un privāto dzīvi, eh, un tas ietver gan likumdošanas, gan citus pasākumus, tātad, lai nodrošinātu labākus apstākļus sievietēm, lai viņas varētu izlīdzvarot šo darbu un ģimenes dzīvi lai būtu arī labākas iespējas varbūt vīriešiem uzņemties vairāk pienākumu mājās lai būtu plašāks iespējas izvēlēties ģimenēm, izmantot šīs te, šos te labākos apstākļus, protams, ja tās vēlas. Mums ir jādara viss, lai turpinātu darīt, lai mēs varētu cīnīties arī nākotnē pret diskrimināciju. Mums ir jāatbalsta pilsoniskās sabiedrības organizācijas, dažāda veida vienlīdzības nodrošināšanas iestādes lai varētu pārstāvēt, piemēram, diskriminācijas upurus tiesās. Mēs arī darām ļoti daudz, finansējot dažādus prožekt, projektus, kas ļauj samazināt vardarbību pret sievietēm. Mēs arī uzturam pastāvīgu saikni ar tiesībai sardzības iestādēm visās dalību valstīs, un mums ir arī kopējs un vienots uzskats par to, ka vardarbība pret sievietēm un bērniem, īpaši vardarbība mājās, tas ir noziegums, par kuru ir jāsoda. Mēs darām visu iespējamo, lai arī Eiropas Savienība pievienoto Stambuls konvencijai lai sievietes tiktu pieņemts sadošos amantos, izmantojot uh, daudzveidības eh, dokumentus, lai tiktu nodrošināts, ka sievietes arī uzņēmumu valdēs, izmantojot attiecīgus tiesības, tiesību aktus un tā tālāk. Protams, ka darba vēl ļoti daudz, eh, pilnvaru laiks vēl nav beidzies, bet ir skaidrs, ka arī nākošā sasaukuma laikā, ka šeit parlamentā ne tikai sievietes, bet būs arī daudzi vīrieši, kas sapratīs, ka dzimuma vienlīdzība nav izvēle, ka tas ir pienākums un ka tas ir jārisina nevis kā sieviešu problēma, bet kā sabiedrības problēma. Es ceru, ka vēlēšanas ļaus šeit eh, nokļūt daudziem gudriem cilvēkiem, un kā tiks saprast arī šie principi, eh, kas ir jādara, lai turpinātu to, ko darām pašlaik, vai varbūt mums būs jaunas idejas un jauns redzējums ko cerams mēs varēsim arī pārvērst īstenojumos pasākumos, lai risinātu šo problēmu. Paldies! Paldies! Un noslēdzot šīs debatas, tagad referents kundze Linārs kundze divas minūtes. Liels paldies! Eh, Sieviešu līdztiesības komiteja ir nelikumdošanas pieņemšanas komitejas. Tur tika teikts, ka nav daudz vīriešu, bet tas arī ir viens no iemesliem, kādēļ tur nav tik daudz vīriešu. Un jā, man arī tas ir žēl, bet tā nu tas ir. Dzimuma līdztiesības ziņojums ir ne leģislatīvs ziņojums, bet šīs debats vēlreiz norāda uz to, cik tiešām uh, kaislīgas vienmēr ir šīs diskusijas arī Eiropas parlamentā, kad runājam par dzimumu jautājumiem. Es gribu pateikties visiem kolēģiem par sniegto ieguldījumu. Paldies par atbalstu, paldies arī par kritiskiem vārdiem. Šīs ir atvērtas debates. Tas ir jebkuras labi funkcionējušas demokrātijas pamats. Tā tas arī ir ar balsojumu. Tādēļ aicinu kolēģus plaši atbalstīt šo ziņojumu rītdienas balsojumā, lai būtu skaidra demokrātiska apņemšanās šeit Eiropas parlamentā integrēt dzimumu līdztiesību Eiropas parlamentā. Liels paldies, kolēģi! Paldies! Un balsošana tātad būs rītdien. Un tagad, ja iebildumu nav, pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta. Mārija Žanmarinesku kungs ziņojums Eiropas kopu uzņēmums ITER un kodolsintēs enerģētikas attīstības vajadzībām. Jūsu rīcībā ir četras minūtes, Marinesku kungs. Liels paldies, priekšsēdētāji! Enerģētikas drošība ir Eiropas Savienības prioritāte, un arī kodola sintēze ir viens no iemesliem un uh, veidiem, pareizāk sakot, kā uh, šo enerģētikas uh, pietiekamību nodrošināt. Eiropas Savienība ieslāsīt tērkopu uzņēmumā, lai nodrošinātu elektrību, ar ko to sintēs starpniecību, un tas ir jāatrunā arī nākamajā daudzgad finanšu schēmā. Jau no paša sākuma Eiropas Savienība spēlēja ļoti svarīgu lomu. Šis ir kopīgs projekts arī ar vēl citiem partneriem, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības. Uh, Es kā referents atbalstu šo projektu, uzskatu, ka mm, elektriskā enerģija ar kodolsintēzes starpniecību mainīs mūsu nākotni. 6 miljārdi eiro, tas ir Eirotum bu budžets, Eurotu budžets, lai arī ja nākamajā daudzgad finanšu schēmā tiktu uh, šis projekts saglabāts. Šie 6 miljārdi ļoti labas investīcijas. Uh, Nožēloju, kā mēs neesam līdz likumdevēji. Šeit mm, teikšana ir tikai dalība valstīm. Eiropas parlaments cieši seko šī projekta attīstībai, arī strādājot savu ziņojumus arī par pārvaldību. Nauda ir jāizlieto liederīgi, atbildīgajām aģentūrām arī ir jāstrādā, jāstrādā ar partneriem, lai nebūtu maksājumos kavējumi. Paldies! Liels paldies! Paldies! Uh, jā, šī bija īsi ievads debatēm. Ir daži cilvēki pieteikušies. Zanāto kungs un vēl kāds, un tad Marinesko kungs lūdzu. Zanāto kungs, paldies priekšsēdētāji. Vēlos pateikties kolēģim arī Nesku, jo viņa ziņojuma projekts, manuprāt, ir lielā mērā atbalstāms. Pēc balsojuma itre komitejā tur arī tagad ir daudz grozījums, grozījumi, kurus iesniedzu es. Nepieciešamību nodrošināt itre IT ir nepieciešama uh, finansēja, tas ir ļoti svarīgi, tas vien, IT ir viens no svarīgākajiem instrumentiem un ļoti efektīvs attiecībās kodola sintēzes enerģetikas attīstība. Eiropas Savienības arī šajā projektā spēlēs flagmaņa lomu. Es uzskatu, ka tam ir milzīga simboliska loma, pat lielāka nekā zinātniska loma lielās val, pasaules lielvalsts, kas vei pārstāv vairāk kā pusi no globāla iedzīvotāju skaida, arī piedalīsies šai, piedalās šajā lielajā eksperimentā. Un tad arī ar šo eksperimentu rezultātiem notiek apmaiņa. Un tad arī te vēl ir svārīgi, un tas ir ļoti labi precizēts arī tekstā tā, par ko balsosim, ka šai organizācijai ir jāracionalizē resursu pārvaldība, lai nebūtu arī kavējumu maksājumos un lai arī maksājumi nepalielinātos. Paldies! Liels paldies! Un tagad Marijas kungs, lūdzu, jums vārds. If you asked for the floor. Ja jūs vēlējāties izteikties, jā, protams. Paldies! ITER programma, priekšsēdājas kundze. Uh, ka mērķis ir attīstīt kodola sintēzi, ir ļoti svarīgi, jo ir daudz citas ne Eiropas Unības valstis, Krievija, Indija, Ķīna, eh, ASV un arī citas valsts šeit eh, piedalās. Tas norāda, ka investīcijas zināt, zināšana ekonomikā ir ārkārtīgi svarīgas. Jābūt drošiem, ka budžets nekļūst nepārvaldāms Saprotam, ka ir problēmas un grūtības ar to ik pa laikam, bet nu, mums ir jāturpina šī programma, manuprāt. Jābūt drošiem, ka tā atbilstīgi tiek arī ekonomiski pārvaldīta, kas ļauj arī attīstīties tehnoloģijām. Tas viss ir fundamentāli svarīgi. Ir arī grieķi mērķu pētnieki, kas arī noteikti šeit var sniegt savu devumu. Lielas paldies! Rivāzei kundze, lūdzu. Paldies, paldies priekšētais kundze. Es um, nevaru piekrist tam, kas līdz šim izskanēja. Šis projekts ITER. Tas nav vajadzīgs, jo tas uh, tiek īstenots novēloti. Ko saka Uh, starpvaldības klimata eksperti. Viņi saka, lai mazinātu klimata izmaiņas, ir uh, jārāda elektrības CO2 līdz 2050. gadam. Bet skatot ITER projektu, mēs redzam, ka tas ir ļoti iekavējies. Pirmais prototips, lai ražotu elektrību, netiks izveidots. Uh, um, līdz 2050. gadam. Tātad mēs iztērējam milzu naudu projektam, kas nāks par vēlu. Ļoti daudz naudas. Kādēļ sākumā tika teikts, ka ITER tie ir 5 miljārdi eiro, tagad ir 20 miljārdi eiro budžets. Tad, kad es uh, skatos ASV enerģētikas departaments uh, veica uh, IT projekta aplēses 67 miljārdu eiro apmērā, jūs redzat, ka tas jau kļūst uh, kosmosa izmēros. Uh, Tās ir nesamērīgs projekts, tas ir ļoti centralizēts projekts, ir ļoti daudz tehnisku problēmu. Tad mēs gribam te sauli ielikt kastē, bet mēs nevaram šo kastu vispār sarežot. Ir dažādi pārāvumi, problēmas un tam līdzīgi. Kā teica kolēģis Marinesku, tas ir arī antidemokrātisks projekts. Mums parlamentāriešiem tur nav vispār nekādas teikšanas. Tas ir Euratom līgumā un tikai dalība valstis pieņem lēmumu. Uh, Šeit lietas tomēr būtu jāpārskata racionālā veidā, un, manuprāt, ITER nesniedz eh, risinājumu klimata izmaiņu mazināšanā. Lielas paldies! Polčakungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Man ir jāteic, ka. Kā Uh, Kodolē enerģija ir zemā oglekļa alternatīva fosilē e, enerģijai dalību valstīs. Tas nodrošina arī šā, šo enerģētikas daudzveidību. Tas ir tie 30% enerģētikas avots uh, Eiropas Savienībai. Arī ANO nāca klajā ar ziņojumu par kodola enerģiju. Uh, arī uzstājot uz vīdes aizsardzību. Un te, kā saka, ANO ļoti palīdzēs kodola enerģija. Protams, mēs šeit runājam par ITER projektu, tam ir savas problēmas, tas ir krietnī iekavējies, un tur ir arī milzīgi uh, maksājumi, jo šie kodola sintēze var būt ļoti nozīmīgs solis uz priekšu. Tas palīdzēs arī mums. Uh, Uh, ievērot Parīzes klimata mērķus, Parīzes vienošanās mērķus. Paldies! Lielas paldies! Havarda kungs pēdējais runātājs lūdzum. Paldies priekšsētājs kundze, paldies arī referentam par šo ziņojumu. Ziņojums perfekts un ļoti saprātīgs. Taču uh, jautājums, kas paliek neatrisināts, ir par apvienoto karalisti. Protams, Arī apvienotāja karaliste jāpredzē savu nostāju, un, diemžēl, mūsu premjerministre Meija neizsakā šeit īpaši skaidri, eh, sakot, ka apvienotāja karaliste vēlas izstāties no Eurotuma līguma. Arī manā vēlēšanu apgabals ir vienīgā vieta, kur e- kodolsintēze ir īstenota. Mums ir ekspertīze un arī bez džeklīdz dalības ITER projekts piedzīvotu kavējums un pārāvums. Uh, Brexit sarunu laikā arī iepriekšējais zinātnes ministrs, kurš pēc tam demisionēja, arī paziņoja, kā ar šo varētu piesaistīt vairāk darba vietas, aicina komisiju atrisināt problēmas šajā jomā pēc iespējas ātrāk. Paldies! Patīk, kā jau es norādīju. Tātad Hovārds kungs bija pēdējais runātais, un tagad uh, Jūraus kundze komisijas vārdā lūdzu. If you wish. Ja vēlaties. Jā, es vēlos priekšsēdājas kundze, godātā dāmas kunga deputāti. Paldies par šo ļoti auglīgo diskusiju. Paldies arī referentā par Marinesku kungam par šo ziņojumu. Un aicināju padomēji apstiprināt komisijas priekšlikumu turpināt finansēt ITER projektu arī nākamajā daudzgad finanšu schēmā. Kā vienmēr. Parlaments, parlamenta ieguldījums ir ļoti svarīgs, lai nodrošinātu efektīvu Eiropas atbalstu šim svarīgajam projektam. Enerģetikas uh, pārēja cīņa pret klimata izmaiņām ir arī viens no lielākajiem izaicinājumiem, ar kuriem šodien saskaramies. Uh, Tādējādi ļoti svarīgi attīstīt zēma, oglekļa un vidēji draudzīgu enerģētikas avotu, kas var uh, arī būt kā papildinājums kodolsintēzei atjaunojumiem enerģijas avotiem. Uh, tas ļoti daudz sološi ar lielu potenciālu. Te mēs runājam par milzu apmēru. Uh, Un šis projekts, ko atbalsta liela valstis, un ne, tas notiek Eiropas uh, teritorijā, tur ir arī milzu ekspertīze. Šī projektam ir milzīgas ambīcijas arī kodolsintēzē, kā enerģija savu attīstības uh, avotam, lai apkarotu arī klimāta izmaiņas. Uh, Tas jau sniedz ļoti konkrētus rezultātus un labums Eiropas ekonomikai, Eiropas saviedrībai kopumā, ļaujot arī Eiropas industrijām un pētniecībai uh, rast jaunus tirgus, attīstīt starptautisko sadarbību. Tas ir arī ļoti daudz sološi. Mm pildot arī citas dimensijas mūsu enerģetikas savienībā, lai enerģija būtu droša mūsu pilsoņiem, tāpat laikā at, atbalstot darba vietas izaugsmi. Gribam nodrošināt to, ka Eiropa turpina vadīt šo projektu. Gudulsīntais jomā te ir ļoti svarīgs arī Eiropas parlamenta atbalsts projektā. Paldies par šo līderību. Un te Eiropa būs privileģētā nostājā, lai varētu arī pārvaldīt pirmā spaudas kodolsintēzes um, kodolstācijas projekts notiek īstajā laikā, iepriekšējo gadu laikā. ITER ir piedzīvojusi labus um, pārvaldības uzlabojumus, sniedz konkrēts rezultātus. Šis projekts ir ļoti ļoti svarīgs, eh, kas attiec uz eksperimentiem. 60% eksperimentālā daļa pabeigta, tūlīt eh, sāksies nākamā daļa. Pirmie eksperimenti notiks 2022. gadā. Lai atbildētu uz Rivāzei kundzes sacīto, tas tiesa, ka kodolsīntāze komerciāli nebūs pieejama līdz uh, gadsimta otrai pusē, līdz ar to tas, um, ne, tas nav daļa no mūsu zemā oglekļa stratēģijām līdz 2020. gadam. Taču klimata izmaiņas un enerģijas ražošanas dekarbonizācija ir ilgtermiņa izaicinājumi. Uh, un te būs nepieciešami dzīvot spējīgi, ilgspējīgi rezultā, risinājumi arī pēc 2050. gada. Un no šīs perspektīvas kodolsintēze ir tomēr pievilcīga perspektīva ilgspējīgai zema oglekļa stratēģijai mm, šī gadsimta otrajā pusē, kad kodolsintēze būs labs papildinājums atjaunojumu enerģijas avotiem. Thank you Kodolsintēzes priekšrocības būs tāds, ka tas būs, kodolsintēze būs lētam, zemā, arī būs ietekma uz vidi un ir vērts turpināt šo projektu ilgtermiņa perspektīvā. Par starptautiskajām um, iesaistītajām pusēm inter, darām visu, lai projekts turpinātos, arī pārskatīt to kalendāru, kas tika paredzēts 2016. gadā, ko atbalstīja pagājušajā gadā arī padome. Eiropas Savienība turpina atbalstīt šo projektu. Tas notiks arī nākamajā daudzgad finanšu schēmā. Projektam ir jāsasniedz arī izšķiroši pārgrieziena punkti, lai attīstītu zema oglekļa ekonomiku nākotnē. Labs vakars kolēģiem, noslēdzām debates un balsojums notiks rītdien. Pārējiem līdz ar to tālāk pie nākamā darba kārtības jautājuma. Un tas ir Braina Heisa ziņojums. Es gan viņu neredzu zālē. Varbūt mirklīt jāuzgaida. Viņš taču noteikti ieradīsies. Nu, burtiski mirklīti. Bon, écoutez, c'est un peu embêtant, c'est la première fois que ça m'arrive, mais... Euh... Nu, tiešām tā pirmā reize, kad man šādi gadās, bet referenta tomēr nav klāt. Paredzēts ir īs šo ziņojumu izklāsts, tāpēc uzreiz dosim tālāk vārdu. Tiem, kas vēlas piedalīties brīvā mikrofona mikrofo procedūrā. Nu, ja tad Heizkungs vēl paspēs ierasties, nu tad labi bet vismām kārtām tad došu vārdu tālāk Polčaka kungam. Lūdzu. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poukázat. Lielas paldies priekšādātāji. Šī situācija tiešām ir visai īpatnēja. Bet tomēr gribētu teikt, ka Čehijā valsts rektor, sektora reformas norisinās un pilnīgi noteikti ir vajadzīga Eiropas Savienības līdzekļu tieši šādiem nolūkiem. Eiropas Savienības politikas tāpat laikā nedrīkst, aiz, nedrīkst aizstāt nacionālo finansējumu pilnībā. Tās, jā, tā, tās jāskat vienīgi kā papildinājums. Un šāda veida ES līdzekļi būtu jāvērš uh, tieši uz pozitīvas ieteikums radīšanu valsts reformu kontekstā. Tam jāatspoguļojas valsts sektorā kopumā dalībvalstīs. Un nedrīkstam pievērsties uh, tik daudz pašam finansēju, valsts sektora finansējumu jautājumam, bet gan domāt vienlaikus arī par to, kā apmainīties ar paraugu praksi un informāciju starp dalību valstīm. Nu, lūk, tik daudz no manas puses, nu, ņemot vērā, ka nāsmu uzklausījis referentu. Jā, nē, ļoti labi, vienalga lieliska reakcija, jums taisnība, Bolčakungs. Diezgan tad ir tiešām īpatnēja situācija, es pat nepaspēju faktiski nosaukt ziņojumu nosaukumu, bet tālāk došu vārdu Kinīčī kundzei. Un kā mēs zinām, tad šis ir ziņojums par novērtējumu attiecībā uz to, kā es budžets izmantos publiskā sektora reformas īstenošanā. Kinīčī kundze, lūdzu, jums vārds. Te. Eh, Priekšādātāji, paldies! Es vēlējos teikt paldies Heiza kungam un paldies arī ēnu referentiem par darbu, ko viņi veikuši pie šī ziņojuma, ko šobrīd apskatām. Te runājam par 41 pamatiesību hartas pantu, kur teikts, ka mm, pilsoņiem ir tiesības uz adekvātu administrāciju. Eiropas Savienībā nav nekādu tiešu standartu, kas būtu, nu, un kompetenci, kas būtu noteikuma attiecībā uz šādām lietām dalību valstīs. Tomēr domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi pēc iespējas labāku valsts pārvaldu nodrošināt no publiskiem līdzakļiem. Tas attiecas arī uz nepieciešamību modernizēt administrāciju dalību valstīs. Mums jāpārliecinās, ka tiek nodrošināti visdažādākie pakalpojumi un ESPO politikas tiek atbilstīgi īstenots, piemēram, kohēzijas un attīstības jomās. Tas, manuprāt, ir svarīgi. Svarīgi tāpat arī e, īstenot e-pārvaldības metodas. Domāju, ka jauno tehnoloģiju izmantošana, digitālo tehnoloģiju izmantošana var dot būtisku ieguldījumu turpmākajos gados šai jomā. Vienlaikus jāpārliecinās, ka pilsoņiem ir piekļuva sabiedriskiem pakalpojumiem, un līdz ar to finansējuma iespējas, kas piedāvāts ES fondu ietvaros, padara šāda vē, šos līdzekļus jā, jānodrošina tā pieejamā vienkāršā veidā. Nākamais runātājs Majersa kungs lūdzu. Lielas paldies! Pirmām kārtām vēlos teikt, lūko, valsts sec, ka Marijas kungs, eh, valsts sektora reformas ir dalība valstu kompetence, un Eiropas Savienībai šai jomā kompetenci nav. To saku tāpēc, ka pēdējos pāris gados Trojka Grieķijai lika sakot ļoti vardarbīgām reformām valsts sektorā. Tā iejaucās tādās jomās, kurās tai nebija kompetences. Tā bija burtiski šantāža, tā šantažēja Grieķijas valdību, nepiedāvāja nekādus aizdevumus. Un tagad, ja salīdzinām šos 9 miljardu aizdevumus, ko piedāvāja Eiropas Savienība valsts reformam ar, Grieķi, ar minēto Grieķijas gadījumu, tad jāsaka, šie līdzekļi bija jāizmanto pēc iespējas veiksmīgāk, nevis tikai uh, nu, aiz, tādējādi aizklājot ES administrācijas iejaukšanos dalību valstu lietās. Jā, jāizmanto, jaun, jaunās, jāizmanto jaunās tehnoloģijas, un tas jāpiedāvā jāpiedāvā būtu ne tikai centrālajai valdībai, bet arī vietējām pašvaldībām un pārvaldībai cit, lokālajā līmenī. Vienlaiks ņemot vērā, protams, arī Nacionālo parlamentu vajadzības un nepieciešams apmainīties ar paraugu praksi. Nākamā runātāja Tomašiķa skundze, lūdzu. Priekšādātāji, paldies! valsts administrācijas kapacitāte un ļoti, efektivitāte ļoti lielā mērā ietekmē to, kā Eiropas Savienības dalība valstis piekļūst ES līdzekļiem. Atsevišķām dalība valstīm tas izdodas vieglāk nekā citām, bet būsim atklāti. Te nav nekāda konspirācijas teorija tajā visā. Tā ir dalība valstu vaina, ja tās nespēja efektīvi izmantot ES līdzekļus. Un mūsu darbs savukārt ir parādīt, kur ir šīs kļūmes, ne, nespēja un prasmes trūkums, un tām dalību valstīm, kam negatīva pieredze, ir jāpalīdz tā, lai Eiropas Savienības pilsoņu dienu varētu izmantot šos līdzekļus visa, ar visu potenciālu, ko tie piedāvā. Man jāsaka, ka Horvātijas pieredze liecina, ka noteikumu vienkāršana attiecībā uz kohēzijas fondu un citiem fondiem var patiešām būtiski uzlabot situāciju uz labo pusi. Un tāpēc svarīgi, lai ērgas administrācija tiktu īstenot un organizētu profesionāli. Liels paldies! Līdz ar to brīvā mikrofona procedūra ir noslēgusies. Došu vārdu Jūropas kundzei komisārai. Lūdzu! Priekšādātāji godātie deputāti! Milzu paldies par jūsu in iniciatīvu attiecībā uz šādas parlamenta rezolūcijas sagatavošanu, attiecībā uz to, kā izvērtēt ES budžeta izmantošanu publiskā sektora un reformu īstenošanā. Eiropas komisijas vārdā šo iniciatīvu vērtēju ļoti atzinīgi un piekrītu parlamenta analīzei un te es jūs citēju, ka publiskā administrācija dalība valstīs ir ārkārtīgi svarīga, īstenojot ES budžetu, un arī efektīvas darbības gadījumā var palīdzēt piedāvāt modernas sistēmas, kas uzlabo labklājību e, valstī. Uh, Citāta beigas. Mēs turklāt pilnībā piekrītam tam, kā ārkārtīgi svarīgi ir atbilstīgi koordinēt un apmainīties ar paraugu praksi, nepieciešama sadarbība dalību valstīm šai jomā. Komisija jau paudusi atzinību un izteikusi vairākus ieros, par vairākiem ierosinājumiem parlamenta ziņojumā un cenšas tos jau sākt īstenot. Nu, piemēram, ieceļot struktūra reformu atbalstu, veidojot struktūra reformu atbalstu dienestu, kas būtu um, pārvaldības koordinators. Tādējādi mēs varētu varēsim pārliecināties, ka tiek nodrošināta vēl augstāka saskaņotība komisijas darbā šai jomā. Šis dienests strādās eh, saskaņā ar etaloniem administratīvās kvalitātes identificēšanas jautājumā, ehm, izplatīs zināšanas, apmainīsies ar paraugpraksi un nodrošinās ciešāku dialogu starp dalībvalstīm šai jomā. Eiropas komisija šobrīd veido un turpinās veidot virkni tehniskās atba atbalsta darbības un reformu projektus pārvaldības un valsts administrācijas jomā. Konkrēts atbalsts tiks piedāvāts arī kohezijas politikas ietvaros, lai uzlabotu uzlabot administratīvās struktūras dalībvalstīs šai jomā un būtu nodrošināta labāka e, struktūra reforma un investīciju fondu pārvaldība. Es domāju, ka mūsu intereses šeit ir pilnīgi noteikti saliedētas. Kopā ar jums un ar dalībvalstīm vēlamies atbalstīt modernas un kvalitatīvas administrācijas veidošanu visā Eiropas Savienībā. Lielas paldies! Liels paldies, saka priekšsādātāji. Nu, joprojām pa to brīdi referents vēl nav ieradies, nu tad nekā darīt. Līdz ar to debats par šo ziņojumu noslēgušās un balsojums notiks rīt. Nu tad līdz ar to ķersimies klāt pie nākamā ziņojuma īsa izklāsta, un tas ir Gržība kunga ziņojums ES pamatnostādes un pilvas ES pīpašajām sūtnim reliģijas un ticības brīvības veicināšanai ārpus Eiropas Savienības. Lūdzu, referentkungs, jums vārds. Liels paldies priekšsādātāji, godētā komisāra. godātās dāmas un kungi. Vēlos no sirds teikt paldies visām politiskajām grupām un ēnu referentiem par atbalstu strādājot pie šī iniciatīvas ziņojuma. Eiropas parlamentam ir jādomā par reliģijas un ticības brīvības veicināšanu. Mums ir skaidri un gaiši jāpasaka, ka 21. gadsimtā reliģijas un uzskatu brīvība šobrīd eh, tiek būtiski apdraudēta. Tā nereti tiek, reliģija nereti tiek instrumentalizēta politiskiem mērķiem. Nu jau piecus gadus, kā esam izstrādājuši Eiropas Savienības ieteikumus attiecībā uz reliģijas un ticības brīvības veicināšanu, eh, šās rekomendācijas tika pieņemts 2013. gadā, toreiz Andrikienas kundze tos lika arī padomē priekšā. Un vēl turklāt vēlējos uzsvērt, ka arī šis Eiropas īpašais sūtnis, kā struktūra, šādu brīvību veicinājuši ārpus Eiropas Savienībai, tika izveidots pēc Junkera ierosinājuma. Eh, nu, un saskaņā ar parlamentu rekomendācijām tas notika 2016. gadā. 70 gadi kopš uh, pamat cilvēktiesību deklarācijas apvienotajās nācijās ir pagājuši, šo gada dienu atzīmējām, un parlaments tāpēc vēlas nor norādīt uz 18. pantā iekļauto definīciju. Uh, attiecībā uz reliģijas un ticības brīvību. Nepieciešams raudzīties, protams, arī uz situāciju Eiropas Savienībā pirms pāris. Pirms desmit gadiem tika stājās spēkā Lisabonas līgums, tur arī iekļautas sadaļas par uh, par cilvēktiesībām, tāpat tas ir līgumā par Eiropas Savienības darbību, tiek runāts tur arī par eh, baznīcas, par konfesiju statusu. Savā ziņojumā vēlējos sistemātiski to visu atspoguļot, bet īpaši vēlējos runāt par diviem gadījumiem, divām lietām. Pirmām kārtām vēlējos pieminēt eh, Asijo Bībī, kas ir Pakistānas kristiete un kas eh, viņa tika notiesāta uz nāvi Mm, tieši reliģisku uzskatu paušanas rezultātā un pēc eh, Pakistānas varas iestādes aicinām pēc viņas atbrīvošanas tagad nodrošināt arī viņas un viņas ģimenes drošību. Savukārt Badavī gadījumā šis cilvēks arī tika notiesāts, un mēs vēlamies mudināt attiecīgās varas iestādes viņu tulīt pat atbrīvot. Savā ziņojumā turklāt runāja arī par to, ka nepieciešams cīnīties par to, lai pilnīgi visi varētu izmantot reliģijas un ticības brīvības eh, priekšrocības. To vēlos atkārtot vēlreiz. Reliģijas un ticības brīvība, pasaules uzskatu brīvība, tiesības domāt, kā vēlaties. Un šie, šīs tiesības ir jāspēj izmantot visiem. Ja paraugāmies uz statistikas datiem, tad konstatējam, ka faktiski visvairāk vajātā reliģiskā grupa ir kristieši. Varam 170 kristieši pagājušā gada laikā ir gājuši bojā, daudzi tiek vajāti, to dara Daesh, piemēram, īstenojot masveida slepkavības tieši vēršoties pret kristiešiem. Un šai kontekstā esam sagatavojuši virkni rekomendāciju Tāpat vēlamies, protams, atzinīgi vērtēt īpašā sūtņa darbu šai jomā. Vēlamies Eiropas komisijai un padomē paust aicinājumu šī īpašā sūtņa mandātu vēlreiz pārskatīt un tālāk arī turpmāk atbalstīt. Tas ir patiešām tāds svarīgs, vajadzīgs mandāts, un tam vajadzētu būt daudzgadīgam mandātam. Vadlīnijas būtu jāizteno daudz atbilstīgāk arī attiecībā uz finansējumu un apmācību ES iestādēs, dalībvalstīs un citur. Tieši reliģijas un ticības brīvības jomā. Šeit nepieciešams atbalsts arī no Eiropas Savienības budžeta. Vienlaikus vēlamies norādīt, ka bez ES instrumentiem demokrātija un cilvēktiesības projekti nu, tiek finansēti arī no citiem avotiem, nu, piemēram, no kultūras projektu puses nepieciešams atbilstīgs finansējums arī nākamā daudzgada finanšu plāna ietvaros. Vēlos eh, teikt arī, ka ļoti uzmanīgi sekojam līdz starptautiskām, eh, starptautisko organizāciju iniciatīvām, kas eh, strādā tieši pie šāda veida jautājumiem. Būtu ļoti labi, ja Eiropas Savienība savus pamata tiesību aktus attiecībā uz reliģijas un ticības brīvību un pamatvērtībām sa, šā, nodot kā informāciju tālāk eh, šādās starptautiskajās struktūrās un citās dalībvalstīs. Paldies par uzmanību. Paldies, sākam līdz ar to brīvās mikrofona, brīvā mikrofona procedūru. Pirmais runātājs Farijas kungs. Obrigāt, senhor prezident, senhora komisārija. Paldies, priekšsēdētāja komisārs kundze. Valsts un baznīcas nodalīšanas princips ir ļoti svarīgs princips ik viens valsts organizācijā, lai izvairītos no reliģisko iestāžu iejaukšanos valsts iestāžu darbā. Un otrādi. Un mums apziņas brīvība, domas brīvība ir pamatvērtības. Tas ir kaut kas tāds, par ko ir cīnīsies Eiropa, aizsargājot savu demokrātiju. Un arī šā iemesla dēļ šajā parlamentā mēs vienmēr atceramies vajātos brīvības cīnītājus un piešķirot ikgadējo Saharau balvu. Mēs esam izstrādājuši Eiropas Savienības globālās stratēģijas, mums ir arī cilvēktiesību stratēģija, un tās ir vērtības, ko mēs atbalstam. Komisija radot šo īpašā sūtņa institūtu ir spērus ļoti svarīgu soli. Tas ir lielisks veids, kā pretoties pret diskrimināciju. Paldies! Apziņas brīvība un domas brīvība ir jāaizsargā ārpus Eiropas Savienības. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mums ir dažādi instrumenti, piemēram, attīstības fonds, attīstības atbalsta instruments un arī pirmsiestāšanās fondi. Visi šie līdzekļi ir piešķirami ar noteiktu mērķi. Valstis, kas um, saņem šo finansējumu un šo atbalstu, tās arī ievēro Eiropas Savienības vērtības. Albānijā, diemžēl, šī Situācija ir um, atšķirīga. Tiek apspiestas ziemeļu, uh, kāda ziemeļu tautas tiesības. Šīs uh, tautas pārstāvji nevar brīvi apmeklēt baznīcu. Mums vajadzētu apturēt uh, šo tendenci un jānodrošina ar grīķu minoritātes tiesību ievērošanu Al Albānijas ziemeļdaļā. Paldies! Thank you, Madam Chair. Every individual has a right. Uh, Marijas kungs, uh, tiešām ikvienam cilvēkam ir tiesības. Ikvienai tautai, ikvienai valstī ir tiesības pārstāvēt uh, savas domas, kas solis kungs. Mēs cīnāmies par mm, reliģijas un ticības brīvību, un šajā ziņojumā tiek um, runās ne tikai par reliģiskām brīvībām, bet arī par ticības brīvību, apziņas brīvību. Uh, Un um, ir runa arī par domas un apziņas brīvību, ir runa arī par apostāziju, par tiesībām, kas piemīt ateistiem, par tiesībām mainīt savu reliģisko piedarību. Un šajā ziņojumā uh, Mēs eh, vēršamies eh, pret eh, satiriskiem izteikumiem, pret reliģiju no oficiālu iestāžu puses. Mēs uzskatām, ka reliģiskā piedrība ir jāņem vērā. Mēs arī gribam, lai sūtņa darbs būtu papildinošs un e, šis sūtnis, lai darbotos e, kopā ar e, esību šo sūtni cilvēktiesību jomā. Mēs uzskatām, ka domas un reliģijas un apziņas brīvība ir cieši saistīta ar kopējo Eiropas Savienības uh, politiku. Šogor kungs, paldies! Thank you. It... Paldies! Vakar mēs atzīmējām 451. gada dienu. Uh, Eh, kopš Transilvānijā ir pieņems reliģiskās iecietības un apziņas brīvības akts. Eh, Eiropā tā bija pirmā tāda veida deklarācija, pēc tam iestājās eh, iesaist daudzi simti gadu mierīgas um, līdzās pastāvēšanas. Diemžēl šodien situācija ir savādāka. Gandarīz vai 70% globālo iedzīvotāju cieši no reliģijas un ticības brīvības ierobežojumiem, un mēs ļoti bieži redzam uh, arī reliģisko fundamentālismu šādā situācijā, īpašā sūtņa institūcija radīšanas, institūta radīšana uh, jau norāda, ka Eiropas Savienība ir stingri nolēmusi atbalstīt reliģiskās brīvības nodrošināšanu visā pasaulē. Un es uzskatu, ka šim sūtnim ir jāpiešķir mandāts uz vairākiem gadiem, kā arī jāstarbojas ar citām ES institūcijām. Ir ļoti svarīgi arī īstenot Eiropas Savienības vadlīnijas reliģijas un ticības brīvības jomā, jo Eiropai ir jārāda kā tev reizi piemērs, gluži tāpat kā rāda mūsu 500 gadus garā pieredze. Nu, paldies, Jureka kungs! pani przewodnicząca pani cienījamās dāmas un kungi! Es gribētu it īpaši jau atzinīgi novērtēt Andžeja Gžiba iniciatīvu. Es viņu pazīstu un zinu, ka viņš ar sirdi un vēseli strādā pie šīs tēmas, eh, proti eh, reliģijas eh, un ticības brīvības atbalstu. Bet, eh, kad mēs runājam par šo te ziņojumu, tad eh, šeit ir jāsaka, ka tajā ir arī tādas iezīmes, eh, kas pat vislabākos politiskos mērķus, ko parlaments šodien veids, tos saurstrāvo spēcīga ideoloģija. Un kristietība, tas ir vārds, ko šeit neatrast. Mums ir jāatceras, ka Eiropas Savienības līguma preambulā e, ir rakstīts, ka Eiropas Savienības e, inspirācija ir tā, bet e, te mēs redzam, ka nav konkrētu pieņēmumu un dzimu, ziņojums nav izdevies. Paldies un. Tā, Polčakungs tālāk. Děkuji, paní předsedkyně, za udělení slova. Já bych chtěl naopak zprávu pana Gřiba. Eh, Paldies par doto vārdu. Es eh, gribētu pateikties referenta kungam par lielisko ziņojumu. Ziņojums ir lielisks. Un eh, mēs šeit izceļam vienlīdzības principu, vienlīdzību, kas vieno gan ticīgos, gan neticīgos. Jureko kunga teiktais eh, ir taisnība un ļoti žēl, ka Eiropas Savienības politika nevienmēr ir līdzvarota un eh, viendabīga. Mēs ļoti bieži atbalstam eh, ar saviem attīstības fondiem attīstību tajās valstīs, kur mm, tiek vajāti cilvēki, kas cīnās par pamatiesībām. Un šī institīva īpašā sūtņa iecelšana, kas palīdzētu cīnīties par reliģiju un ticības brīvību, ir atbalstāms, eh, atbalstām institīva. Mēs nosodam ticīgo vajāšanu, mēs arī neatbalstam situācijas, kad reliģija tiek izmantota kā politisks rīks. Mēs gribam, lai visiem būtu garantēta ticības brīvība. Kolegyně a kolegové, Eh, já se domnívám, že zřízení funkce zvláštního. Es uzskatu, ka īpašā sūtņa reliģijas un ticības brīvis veicināšanai ārpus Eiropas Savienības ir ļoti svarīgs solis, tas ir labs lēmums un arī ļoti apsveicami ir tas, ka Pirmā persona, kas veica uzvarumu kopš 2016. Eh, gada, ir Slovāku diplomāts, eh, kristīgais demokrāts Figankungs. Eh, viņš kopā ar Čehijas diplomātiem runāja par, bet sarunas par Pētera Jašeka uh, atbrīvošanu. Jašekungs bija brīvības cīnītājs notiesāts uz 20 gadiem cietumā. Viņš aizstāvēja kristiešu sunā, Sudānā. Centienu rezultātā viņš tika atbrīvots un, un tas ir arī pateicoties komisāram Figelam pateicoties arī Eiropas parlamentam un čehu diplomātiem, kas palīdzēja Jašeku kungu atbrīvot un tādu piemēru ir simtiem miljonu. Mums visiem jāiz, jāiz, jācīnās par viņiem. Επιτεδέως, κούγκς. Ε, όσοι ισχυρίζονται ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται θα πρέπει Priekšsēdētājs kundze, tie, kuri saka, ka vēstule džēja atkārtojas, jā, eh, skatoties uz dzīvi, jāsaka, ka viņiem ir taisnība. Eh, pēc eh, desmitiem gadu simtiem, kad kristieši ir tikuši vajāti, mēs redzam, ka tas notiek Āfrikas valstīs, Āzijā un tuvojos austrumos, jo kristiešus vajā viņu ticības dēļ. Un vairāk nekā 215 miljonu gada gaitā ir eh, tikuši pazemoti, ir sievietes un meitenes eh, kas ir seksuāli izmantotas vai izvarotas tikai tāpēc, ka viņas ir kristietes. Grieķijā 95% iedzīvotāji ir ortodoksie kristieši, pareizticīgie kristieši. Un arī šeit regulāri ir notikuši uzbrukumi pret viņiem citās kaimiņu valstīs. Tas ir fenomens, pret kuru Eiropas Savienība ir jāvēršas. Tā nedrīkst finansēt valstis, kur tiek pārkāptas brīvības un reliģijas tiesības. Tāpat arī nav domājams, ka tādas valstis kā Albānija varētu piestāties Eiropas Savienībā, midot šīs tiesības kājām. Pēterle kungs. E, Priekšsēdētājas kundze īpašā pilnvarotā iecelšana reliģijas un ticības brīvības veicināšanai bija Žana Klauda Junkera iniciatīva. Šo iniciatīvu atzinīgi novērtēja ne tikai Eiropas Savienībā. Jans Figels ir veicis lielu un labu darbu. Eiropas Savienība nostājas to pusē kuru eh, reliģijas brīvība netiek nodrošināta. Jana Figela darbs eh, ir eh, atstājis arī pozitīvas sekas uz Eiropas Savienību, nodrošinot atgriezinsko saiti un stiprinot reliģijas brīvības apziņas arī Eiropas Savienībā, un es ceru, ka tas atspoguļosies arī mūsu ārpolitikā. Man būtu jautājums Jūrovas kundzē, kā Eiropas komisija vēlas e, īpašā pilnvarotā lomu stiprināt? Paldies! Merci, bien, Madame Jourova, vous avez la... Paldies, Lūdzu, Jūrovas kundze, jums ir iespēja atbildēt. Thank you, madam. Paldies, priekšsēdētājs kundze, deputātu kungi. Vispirms jau pateicos ziņotājiem Kšīpa kungam un parlamentam par labo sadarbību, gatavojot šo ziņojumu, eh, kas eh, aicina padziļināt brīvības, eh, reliģijas brīvības un ticības brīvības ārpus Eiropas Savienību. Kā jau e, tika pieminēts, e, tad e, reliģijas un ticības brīvība ir piedzīvojusi uzbrukumus visā pasaulē. Ir cilvēki, kuri ir nosodīti viņu ticības dēļ, un kā jau ziņojumā minēts, šie te procesi ir, ir diezgan izplatījušies un tas attiecas uz, sod, uz sodiem, kas tiek piešķirti par apostāzi un e, ticības brīvību. Tie būtībā ir ticības, cilvēktiesību pārkāpumi. E, tie ir pretrunā ar deklarāciju, kas tika pieņemta pirms 70 gadiem. Bet Mēs runājam par lietām, kuras nedrīkst eh, aizliegt. Ziņojumā ir runāts arī par to, ka sabiedrības eh, pretestībai arī ir jāpiešķir lielāka loma. Un šajā kontekstā pagājušajā gadā mēs eh, arī cēlām savus iebildumus par. Uh, reliģijas, par reliģijas brīvības apspiešanu vairāk nekā 20 dialogos dažādās pasaules valstīs. Gan cilvēktiesību pārstāvis, gan arī īpašais uh, pilnvarotais eh, sūtnis reliģijas vai ticības brīvībai strādā pie tā, lai šīs tiesības tiktu aizstāvētas visā pasaulē. Tika izveidotas vairākas misijas, lai tiktos sarunās ar valdībām un eh, reliģisko aprindu pārstāvjiem. Es gribētu akcentēt to, ka eh, ziņojumā ir uzsvērta nepieciešamība strādāt arī starptautisko organizāciju sistēmās, vai tā būs būtu ANO vai citas starptautiskās starptautiskās organizācijas. Var apliecināt, ka 2019. gadā mēs darbu turpināsim šajā virzienā. Visos dialogos mēs akcentējam to, ka visas cilvēktiesības ir savstarpēji saistītas, un reliģijas un ticības brīvībai ir jāiet kopā ar domas apziņas un vārda brīvībai, tāpat kā sieviešu un LGBT tiesībām. Uh, starp institūciju sabiedrībai ir jākļūst ar vien e, stiprākai un stabilākai, e, sekojot 2013. gadā pieņemtajām vadlīnijām, tās attīstot tālāk un saglabājot to kā mūsu būtiskāko mērķi. Mums ir e, kopīgi jāizprot šie izde, uzdevumi un izaicinājumi. Kā jau teikt ziņojumā, lai sasniegtu savus mērķus, mums ir arī jānodrošina jānodrošina apmācības mūsu personālam gan Briselē, gan arī diplomātiem delegācijās. Un tādā veidā mēs eh, arī dzen uzturēsim kontaktus ar reliģisko organizāciju līderiem, nevalstisko organizāciju eh, pārstāvjiem un dažādu ticību un apziņas apvienību pārstāvjiem. Mēs e, nezaudēsim cerības, mēs turpināsim darbu, jo 2018. gadā mēs arī redzējām, e, ka ir izdevies atbrīvot no apcietinājuma vairākus brīvības cīnītājus. Un tā kā mēs e, ceņ, e, cīnāmies pret e, brīvības apspiešanu un reliģiskās brīvības pārkāpšanu, tad mēs ceram, ka šo procesu turpināsim visā pasaulē. Paldies! Duma. Paldies! Debata ir beigusies un balsosim rīt. Un tālāk mums. Matiesas eh, kundzes un Urtasuna eh, kunga ziņojums par dzimumu līstocību un nodokļu politiku Eiropas Savienībā došu vārdu Maties kundzei. E Paldies! Es eh, gribētu pateikties visiem, kas piedalījās ziņojuma sastādīšanā. Pateicos arī ēnu referentiem un uh, parlamenta grupu pārstāvjiem par to, ka viņi bija atvērti sarunām. Uh, dzimumu uh, nelīdztiesība Eiropas Savienībā ir realitāte. Mēs esam pieņēmuši dažādas rezolūcijas, kuras nodarbojas ar reālo situāciju un nevienlīdzīgajām tiesībām starp vīriešiem un sievietēm. Uh, Un tas, kas ir svarīgi, ir svarīgi strādāt eh, praktiski, ne tikai runāt un, un eh, piedzīvot to, ka no runām nekas nemainās. Viens no, viena no praktiskajām jomām ir nodokļu joma, kur atšķirības var būt pat 12% un algu atšķirības ir apmēram 16%, eh, pensijas 40%, un, jo šeit mēs runājam par Eh, šīm te atšķirībām, kas ir uzkrātas gadu gaitā sievietes ir vairāk pakļautas nepieciešamībai eh, pārtraukt savu darba dzīvi, jo viņām ir jārūpējas par cilvēkiem, kas paši sevi nevar aprūpēt, eh, vai arī par bērniem. Eiropas Savienībā 75% no eh, tiem cilvēkiem, kas bez maksas rūpējas, aprūpē kādu cilvēku, ir sievietes. Un nodokļu sistēmā mēs e, redzam arī dzen, šīs te atšķirības un to, ka sieviete pēdējos gados e, e, ir negatīvākā situācijā nekā vīrieši, jo nodokļu sloks ir liela, smagāks tiem, kas saņem mazāku, un tās ir sievietes. Un te mēs runam par eh, dažādām jonām eh, - tiešie nodokļi, eh, mm, iedzīvotāju ienākuma nodokļi, uzņēmuma ienākuma nodokļi, un tad vēl ir netiešie nodokļi ka, piemēram, PVN sistēmas, kas nostāda sievietes sliktākā stāvoklī, un tāpat arī mm, Eh, tos, tos, eh, tas skar arī eh, tos produktus, kurus sievietes izmanto, bet kas ir apliekti ar augstāku nodokli, tā, saka, tā saucamie luksusa produkti. Tā, kā, tā atspoguļojas dzimumu nevienlīdzība fiskālajā sfērā. vīriešiem un sievietēm vajadzētu piemērot arī šajā jomā vienlīdzīgu attieksmi. Un es gribētu jums to atgādināt, kad jūs rītdien par to balsosiet. Būtas un kungs. Es gribētu vispirms vēl izteikt savu atzinību ziņu Es gribu izteikt godināt piemiņu Gdaņskas uh, pilsētas mēra piemiņu. Viņš iestājās par cilvēktiesībām. Viņa slepkavība tā ir traģēdija visai Eiropai, un es gribētu apliecināt savu cieņu viņām, un gribu teikt, ka viņa aktivitātes ir mūsu visas aktivitātes. Paldies Marisai, Maties par sadarbību, paldies visiem, kuri piedalījās. Nodokļu politika pirmo reizi tiek izvirzīta eh, cent, eh, dzimumu vienlīdzības eh, jautājumu centrā. Te ir runa par labklājību, par jautājumu, kādā veidā mēs izmantojam savus resursus. Līdz šim dzimuma perspektīvas netika ņemtas vērā. Mums būtu jābūt ambiciozākiem. Četrus gadus, kurus esmu nostrādājis šeit, man varu konstatēt, ka mēs ļoti bijīgi piegājai šīm e, dzimumu vienlīdzības, līdziesības e, jomai. E, mēs esam runājuši par maternitāti un tam līdzīgi, bet mums ir grūtības ar Stambulas konvencijas ratifikāciju un tā tālāk. Mums ir jāsaprot, ka visā Eiropas Savienībā pat labāk ir brutāli spēki, kuri apšauba mūsu pamatprincipus. Eh, piemēram, vārdarbība, kas tiek piemērota dzimumiem, tie ir jauni spēki, kuri gūst arvien lielāku atbalstu Eiropas Savienībā, piemēram, Andalūzijā. Es gribētu patiešām uzmodrināt visus, kuri rītdien dosies demonstrācijā, lai iestātos par sieviešu tiesībām Spānijā, jo ja šeit nekas netiks darīt, situācija vēl tālāk pasliktināsies. Mēs nedrīkstam eh, runāt par to, vai vardarbība ir saistīta ar dzimumiem. Mums ir jābūt pašiem aktīvākiem un ambiciozākiem, vēršoties pret vardarbību, diskrimināciju un tām formām, par kurām mēs neesam runājuši, piemēram, šo te nodokļu sfēru. Ir nepieciešams veikt analīzi, kādā veidā tiešie un netiešie nodokļi atstāja ietekmi uz dzimumu līdztiesību. Tas, piemēram, tā attiecas uz tiešajiem nodokļiem. Daudzās dalību valstīs da, ir tāda situācija, ka kopīgie eh, nodokļi Ehm, nav, ehm, sistēma nav tāda, ka abi divi ģimenē cilvēki strādā, tāpēc arī sievietēm ir grūtības darba tirgu un viņas nav motivētas tur iet. Un netiešie nodokļi cita joma, kur mēs redzam kustības Francija un tā tālāk. Te mēs redzam, ka daudzi produkti, kas sievietēm ir svarīgi, iet ar kategoriju luksus produkti. Tas nozīmē, ka viņiem tiek uzlikti augstāki PVN nodokļi un tā tā tālāk. Mēs redzam, ka sievietes ir cita veida patērētājas nekā vīrieši. Gan Eiropas pusgada laikā, gan mūsu uh, debašu laikā uh, rezultāti būs tad, ja mēs neaizvērsim acis pret no, ne, netaisnīgo nodokļu politiku. Un tāpēc mēs arī aicinām visus eh, no nākamā sasaukuma daudz ambiciozāk pievērsties eh, šai te tēmai, būt drosmīgākiem, jo to vajag Eiropas Savienībai. Paldies! Dnes paldies nākamā runātāja Šodros kundze. Eh, děkuji za udělení slova, paní předsedající. Priekšādā tā paldies. Es saprotu, kāds bija šī ziņojuma pamatojums un saprotu, ka nepieciešams nodrošināt dzimumu līdztiesību, nepieciešams samazināt šo algu līmeņu atšķirības starp vīrietēm un sieviešēm. Bet, kolēģi, nedomāju, ka šis ir tas labākais veids, kā to censties panākt. lai cīnītos par šiem mērķiem, mēs tomēr nedrīkstam pārkāpt subsidiaritātes principu un tagad sprediķot dalību valstīm par to, kādām būtu jāizskatās to nodokļu sistēmām. Tas ir subsidiaritāts jautājums, un dalību valstis vienmēr izmantos dažādas nodokļu priekšrocības pēc saviem ieskatiem, piešķirot tās ģimenēm un tam līdzīgi. Tas ir tas labākais instruments, kā piemēram veicināt ģimeņu veidošanos un pat piedāvāt priekšrocības sievietēm šajā ziņā. Ziņojumā notiek vēršanās pret šādu mm, iz, dalībvalsts izvēlu, un tas man šķiet visai skumji. Es ļoti cienu kolēģi Jurtasunu, mēs strādājam kopā sieviešu tiesību komitejā, bet uzskatu, ka šis nav tas pareizākais virsinā, risinājums. Nākamais runātājs. Um, president. Priekšādātāji ārkārtīgi skumji, ka joprojām pastāv, saka Džulija Vārda, šāda veida nevienlīdzība nodokļu sistēmā. Un ārkārtīgi priecājos, ka šai ziņojumā tie tiek uzsvērts e, šāda veida problēmas saistībā, piemēram, e, ar e, mēnešu reizēm, ņemot vairāk, ka sievietes nevar atļauties higiēnas preces, tāpēc, ka tās ir kritušas nabadzībā. Manā elektorātā vietējās pašvaldības atbalstā sāk no sarkanās kastes principu, piedāvājot brīvus sanitāros produktus, brīvus sanitārās preces skolās. Saskaņā 2017. gada e, aptauju ir ārkārtīgi daudz meiteņu, kas e, mēnešēšu dienās neiet uz skolu, tāpēc, ka viņām nav šādu uh, e, higiēnas preču uh, piedāvājuma. Pat ir mēdara meitenes, kas izmanto tolets papīru, sanitāro pakašu vietā un tam līdzīgi. Šāda veida cilvēku pašcieņu nedrīkst ietekmēt tas, ka, cilv... ka mm, ģimenēm nepietiek naudu šo preču iegādēm. Tāpēc uzskat, ka šīs preces vajadzētu atbrīvot no PVN, padarīt tās pieejamākas, lētākas un pārliecināties, ka sabiedriskās vietās ir šāda produktu pieejamība nodrošināta arī bez maksas. Tāpat es jā, jārīsteno radikālāka rīcība, lai šos, šīs preces padarītu pieejamākas visā Eiropas Savienībā. Nākamais runātājs deputāts Mārķis. Marijas. Lielas paldies! Nodokļiem ir ietekme uz pilsoņu ieņēmumiem. Nu, protams, līdz ar to tam ir ietekme arī uz sievietēm. Jo tieši sievietes ir tās, kas ekonomikā ir nu, tādā riskantākā, vairāk riskam pakļautā pozīcijā. Uh, Mums vajadzētu pielikt punktu agresīvām fiskālām stratēģijām. Ir ārkārtīgi daudz starptautiski eh, koncerni, kas nemaksā nodokļus tajās vietās, kur tās, piemēram, darbojas, bet gan to dara kaut kādās nodokļu paradīzēs. Un līdzīgas problēmas ar nodokļiem ir arī Grieķijā. Trojka ir noteikusi šobrīd ļoti augstus nodokļus un pieprasījusi Grieķijai maksāt vairāk par 30% no mūsu pārpalikuma pēc 2025. gada tieši šādām vajadzībām. Tas nozīmē, ka pārtika būs ļoti dārga. Tas nozīmē, ka būs arī augsts PVN, piemēram, attālinātajās salās. Tās ir ļoti tālu no kontinentālās Grieķijas, un tas savukārt novedīs pie sociālās atstumtības, pie nabadzības. Un tas visvairāk attieksies tieši uz sievietēm, un tāpēc arī nodokļu jomā Mums nepieciešams domāt par vienlīdzību. Nākamā runātāja Zaborskas kundze, lūdzu. Priekšādātāji, paldies! Jā, ir svarīgi um, protams, runāt par šo tēmu, bet jāsaka, ka subsidiaritātes princips uh, ir pretrunā Eh, šī ziņojuma jēgai. Es tāpēc pavisam noteikti no. Es, protams, pilnībā vēršos pret jebkādu veidu sieviešu diskrimināciju, jebkādā formā. Un tomēr šai gadījumā eh, jāsaka, nodokļu sistēmas atsevišķās dalībvalstīs nav virsvērsta pret sievietēm, bet gluži otrādi tās izstrādātas tā, lai piedāvātu priekšrocības ģimenēm, eh, sievietēm un vīriešiem, kas ir apņēmušies viens par otru rūpēties, kas ir apņēmušies audzināt bērnus un tam līdzīgi. Un šāda veida vairākuma principu piemērošana dalībvalstīs attiecībā uz nodokļu jautājumiem, manuprāt, ir neveiksmīga. To izmantos dažādi veidi nacionālisti un populisti, un abi, kas eh, vēlas tikai, mm, tā teikt, vērsties pret valstu suverenitāti. Nākamais runātājs Polčaka kungs. Lielas paldies! Gudētā komisārs kundze kolēģi! Es, protams, nevēlos eh, nekādā veidā noliegt šīs tēmas nozīmību, un šeit viņam ir iekļaut ļoti daudz svarīgi momenti un nianses. Tikai vēlējos uzsvērt, ka jebkura veida politika, nu, protams, noved pie tā, ka uzņēmumos un sabiedrībā ir dažāda pieeja dažādām precēm un produktiem sievietēm un vīriešiem. Tā tas ir arī manā valstī, Čehijā. Milzīga atšķirības starp, piemēram, sieviešu un vīriešu algām. It kā sievietes, protams, ir vienlīdzīgi partneri ģimenes, bet nodokļu politika pilnīgi noteikti noved pie tā, ka sieviešu algas ir mazākas. Un tieši par to arī tiek runāts šai ziņojumā. Es domāju, ka mums vajadzētu Šeit runāt arī par dalību valstu lomu. Dalību valstis ir tās, kas spēlē būtisku lomu, piemēram, sociālo nodokļu sistēmu veidošanā. Un šeit tam vajadzētu krietni vairāk domāt par dzimumu līdztiesības principu. Nevēlos arī šeit nekādā veidā nu, apvērties pret to, ka šis ziņojums tiek sagatavots, bet tomēr domāju, ka subsidētas princips ir noteicošais. Līdz ar to brīvā mikrofona procedūra ir noslēgusies un nākamai došu vārdu komisārei. Kodātie deputāti, priekšādātā liels paldies, ka šo jautājumu par dzimumu līdztiesību un nodokļiem esat likuši uzmanības krustpunktā šeit Eiropas parlamentā. Kā jau jūs vairāk kārt minējāt, nodokļi patiešām ir ļoti svarīgs eh, valsts politikas elements, un ar to iespējams nodrošināt efektīvu un eh, dar, darboties spējīgu ekonomiku iekļaujošu sabiedrību. Godīgi nodokļi vienotais tirgus ir bijuši Eiropas komisijas mandāti pašā saknē. Arī dzimumu līdztiesība ir viena no pamatvērtībām mērķiem un mērķiem, uz ko Eiropas Savienība virzās. Pašējā stratēģija par iesaistošu darbību dzimumu līdztiesības jomā ir vērsta uz to, lai visa veida šādas līdztiesības politikas tiktu sistematizē, sistematizētas valstī, tiktu iestrādāts arī citās politikās, kā piemēram arī nodokļu joma. Un, Šajā gadījumā tas attiecas arī, arī uz subsidiāts principa ievērošanu. Tas jūsu, jūsu viedokļi pilnīgi noteikti ļaus mums domāt par to, kā ar nodokļu palīdzību spēt iekļaujošāk eh, vērsties pret problēmām un kā skatīt šai jomā sociālo dimensiju. Tika uzsvērts arī mm, komisijas paziņojumā atsevišķas nianses par eh, nodokļu eh, veidotām priekšrocībām un to trūkumu. Šajā paziņojumā komisija iekļāva jautājumu arī dzen par igadējo nodokļu politikas eh, apskatu, un tas tika skatīts vienlaikus analizējot darba nodokļus un to ietekmi uz iekļaujošu izaugsmi. Dzimuma līdztiesības atbalsts ir ārkārtīgi svarīgs elements Eiropas pusgada procedūrā, un Tas tiek apspriests ļoti daudzos ziņojumu, valstu ziņojumos. Atsevišķas valstis ir saņēmuši arī valstīm specifiskas rekomendācijas, eh, kurās ieteikts vērties pret nevienlīdzības jautājumiem, kas, piemēram, attiecas uz darbas apmaksu un pensijām. Te tur runājam arī, piemēram, par eh, nodokļu demotivē, demotivējušiem nodokļu elementiem, piemēram, personu apgādes jomā un tam līdzīgi. Tas jālabo. Šobrīd tas ir diezgan liels izaicinājums Eiropas procedu, pusgadu procedūras ietvaros, ir tīpaši tas aktuāli, piemēram, Vācijai un Beļģijai. Nodokļiem Turklāt liela loma spēlējam arī dzimumu līdztiesības veicināšanā, kad runājam par finansējumu avotu dažādiem sabiedriskajiem pakalpojumiem. Un šajā gadījumā mēs atbalstam Eiropas parlamentu šai jomā paustu atbalstu. Tiešas nodokļu politikas nedrīkst balstīties uz tādu pārliecību, ka budžets vienmēr tiek vienlīdzīgi izmantots ģimenē. Nē. No otras puses, netiešie nodokļi lielā mērā ir atkarīgi no patēriņa tendencēm. Un, eh, Līdz ar to tos nevaram pakļaut PVN vai akcijas nodokļiem, eh, tādējādi eh, motivējot vai demotējot kaut kādu preču iegādi. Atkarībā no tā, vai tās eh, iegādājas vīrieši vai sievietes. Uh, Sieviešu higiēnas produkti un preces, protams, šai gadījumā ir izņēmums. Tās patērē tikai un vienīgi e, sievietes un nepieciešamības dēļ, un dalībvalstīm savukārt ir iespējas šobrīd pienā, piedāvāt samazināt PVN likmi šādām precēm, līdzīgi kā tās, piemēram, rīkojas ar pārtiku un aprūpas pakalpojumiem. Tāpat laikā nevienlīdzības plaisa tomēr mēdz rasties, tāpēc, ka netiek piedāvāt arī atbilstīgi pakalpojumi, kā piemēram darba laika e, sistēmas un izmantošana tieši sievietēm, kas ļautu tām apvienot aprūpī ģimenē ar e, profesionālo dzīvi. Svarīgi nu, pārliecināties arī, ka aprūpes pienākumi tiek vienlīdzīgi sadalīti starp vīriešiem un sievietēm, un tāpēc daudz kas vēl jādara ne tikai nodokļu politikas ietvaros, lai veicinātu dzimumu līdztiesību. Ir vajadzīga visaptvaroša pieeja, kas balstītos uz likumdošanu, likumdošanas eh, mēriem un citiem mēriem. Un tieši tādu kom pieeju komisija izvēlas, piemēram, mūsu dzīves un eh, privātās dzīves un profesionālās dzīves salāgošanas eh, dokumentu pakotnē. Godātie deputāti noslēgumā gribētu uzsvērt, ka komisija savā rīcībā joprojām ir apņēmības pilna veicināt tālāku vienlīdzīgu ekonomisku neatkarību gan vīriešiem, gan sievietēm, no, nu, novēršot šo eh, plaisu samaksās starp vīriešiem un sievietēm, kas daudzās dalībvalstīs vēl joprojām ir visai augsta. Vēlamies, lai tiesība akti gatavot pamatojas uz vienlīdzības pamatiem un lai dzimumu līdztiesība tika veicināta ne tikai Eiropas Savienībā. Nodokļi ir viena no ļoti svarīgākajām, no ļoti svarīgām jomām, kas mums šajā mērķi, šī mērķa sasniegšanā var palīdzēt. Paldies! Līdz ar to šīs debats ir noslēgušās un balsojums paredzēts rīt. Līdz ar to pārējiem tālāk pie Dīma Vande Kampa ziņojuma transporta līdzekļu autonomā vadīšana Eiropas transportā. Dodu vārdu referentam Dīmam Vande Kampam. Lūdzu. Mevrouw de voorzitter, dank u zeer. <clears throat> Voor zover ik het. Liels paldies. tiem, ko neesmu vēl šodien satik, saticis, vēlos eh, vēlēt daudz laimes jaunā gadā un veiksmi vēlēšanu gadā. Un pirmām kārtām vēlos teikt paldies arī Jānu referentiem. Bet visvairāk vēlos teikt paldies eh, IMCO komitejas referentiem un jūri komitejas referentiem. Abi šo komiteju referenti nāca klajā ar ļoti labiem atzinumiem par manu sākotnējo atzi eh, ziņojumu. Vēlos turklāt norādīt, ka šis pašiniciatīvas ziņojums nav ziņojums tikai un vienīgi par automašīnām. Nē, te runājam arī par citiem transporta līdzakļiem, nu, piemēram, metro, vilcieniem, dažādiem autonomi vadāmiem, piemēram, uh, ūdensceļu transporta līdzakļiem. Tā ir rūpnieciskā attīstība, kas mums būtu jāvērtē ārkārtīgi atzinīgi. Te runājam arī par rūpniecības politiku Eiropas Savienībā un par to, kā tā atsauksies uz atsevišķiem sektoriem. Nu, tas saistīts, protams, viss arī ar kosmosa telpas apgūšanu, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, tad, kad runājam par šādiem autonomi vadītiem transporta līdzekļiem. 2030. gada novatoriskie projekti arī darbojas šai virzienā. Tāpat laikā, protams, Ķīna, Dienvidkoreja un ASV, Izrēla ir būtiski pavirzījušās uz priekšu. Tieši šajā jomā tās eh, attīsta autonomus transporta līdzekļus un dara to ļoti strauji. Par to aizmirst nedrīkstam. Protams, vienlaikus nedrīkstam aizmirst par satiksmes drošību. Ir eh, ļoti daudz grupējumu, kas nobažījušies par satiksmes drošību tieši šādu autonomu transporta līdzekļu kontekstā. 90% satiksmes negadījumu tāpat laikā rodas cilvēka kļūdas dēļ. Un, kad runājam par satiksmes negadījumiem, tad runājam arī par to, kurš uzņemsies atbildību. Autonomu transporta līdzekļu gadījumā, kurš uzņemsies atbildību par negadījumu? Jāsaka, te jūri komiteja nāk uz klajā ar ļoti vērtīgām niansēm un atzinumu. Vēl viens svarīgs punkts ir arī psiholoģiskais aspekts šai gadījumā, ja runājam par autonomiem transporta līdzekļiem. Respektīvi, vai pilsonis vispār spējas tīri psiholoģiski pilnībā nodot transporta līdzekļu vadīšanu šādai autonomai sistēmai. Tā būs tāda milzīga paradigmu maiņa un es gribētu lūgt eh, kolēģi jūsu uzmanību arī, piemēram, autobūvē strādājošajiem. Ir ļoti daudz darba ņēmēji, kas nobežījušies par savām darba vietām, ja mēs pāriesim uz autonomi vadāmiem transporta līdzakļiem. Gribētu lūgt komisijai pievērsties eh, tiesību aktiem šajā kontekstā. Jo nevar būt tā, ka mums Eiropā ir vajadzīgs, lai mums Eiropā būtu vienots likumu kopums, vienots likumu kopums vienalga, vai tas ir eh, autonomi vadāms vilciens, automašīna vai uh, kuģis. Visa šīs, jo visi šie transporta līdzekļi galā taču mm, var pār, braukt pāri valstu robežām, un tāpēc jābūt šiem šai likumdošanai jābūt vienoša, vienotai. Tālāk par datiem runājot transporta komitejā bija plašas diskusijas par privāto datu aizsardzību. Nu, piemēram, arī par automašīnu ražotāju datu aizsardzību tirgu vēlāk. Gribētu šeit komisiju mudināt pārliecināties, ka tiek nodrošināta vienlīdzīga spēles noteikuma. Tāpat arī gribētu aicināt jauno komisijas sastāvu pēc vēlēšanām sagatavot sadaļu par autonomi vadām transporta līdzekļu attīstību Eiropas Savienībā un iekļaut to savā ziņojumā attiecībā uz nākamo darbības laiku. Paldies, nākamais runātājs Polča kungs brīvā mikrofona procedūras ietvaros. Paņi, ďakuji, paņi předsedkyni, opět za udělení slovo. Eh, vážená... Priekšsēdētāji, komisārs kundze. Es eh, arī gribu atzīmēt, ka eh, šāda veida automatizētai mobilitātei ir, ir nākotne. Te pavērs eh, lielisks iespējas arī mazajiem un vidējiem uzņēmiem. Tas attīstīs nozori kopumā un parādīsies arī jauni pakalpojumi, kas ir saistīti ar autonomiem transporta līdzekļiem bet eh, varētu būt arī darba vietu zaudēšana. Šeit ir eh, dažādi aspekti, kas ir saistīti ar eh, šo jauno attīstību, drošības aspektu, apdrošināšanas nozara arī būs mm, ietekmēta. Jautājumi, kas ir saistīti ar infrastruktūru, kas būs vairāk noslogota, tātad no, nu, šo noslodzi palīdzēs atvieglot autonomie transporta līdzekļi. Mums ir jāatbalsta sabiedriskā transporta attīstība, jo īpaši pilsētās, un, kā jau teica referente, ir ļoti daudz jāstrādā vēl likumdošanas jomā. Mārijas kungs. Paldies! Autonomā transporta līdzekļu vadīšana ir ļoti svarīgs tehnoloģisks notikums. Tas strauji attīstīsies nākamajos gados. Eiropas Savienība cīnās konkurences cīņā ar Ķīnu, Japānu un ASV, un šīs konkurējošās valstis sniedz atbalstu autonomajiem transporta līdzekļiem. Mums noteikti jāaptur tas prātā, bet no otras puses ir arī saistītie riski, darba vietas zaudēšana, tāpēc ir jādomā par sociāliem pasākumiem. Uh, lai atbalstītu tos, kas zaudē savas darba vietas dēļ automatizēto transporta līdzekļu attīstības. Un vēl viens svarīgs jautājums ir saistīts ar drošību. Drošība pārvedājuma laikā. Arī tas ir rūpīgi jāapsver, jā, tehnoloģijām, jā, progresam, bet šim progresam ir jābūt drošam un sociāli godīgam. Evidējos kungs. η αλματώδης εξέλιξη στους τομείς της ρομποτικής και της τεχνητής. Paldies. Tas ir fantastisks progress, jaunievedumi arī saistīti ar mākslīgo intelektu. Ir jādomā par to, kā tas īstenosies pagātnes sapņi e, īstenojas. Pagātnē daudzi runāja par iespējamo automatizēto transporta līdzekļu potenciālu. Tas um, dod arī ļoti daudz jaunas iespējas. Šādi automatizēti vadīti transporta līdzekļi būs drošāki, arī draudzīgāki apkārtējai videi. Tas būs ļoti pozitīvi visai mūsu dzīvē un sabiedrībai kopumā. Bet, kā jau tika minēts, ir arī riski, grūtības un jādom, jādomā par to, kā nodrošināt satiksmes drošību kā droši vadīt transporta līdzekli kibertelpā, kā droši rīkoties ar personas datiem, e, cik tālu mēs e, tādā veidā kontrolēsim personu mm, dzīvi. Ir arī juridiski jautājumi un sociāli jautājumi, kas notiks ar zaudētajām darba vietām. Eiropas Savienībai ir e, runātājs tiek pārtraukts, Demes Mekerkungs ir nākamais. Autonome voertuigen, collega's, zullen. Automatizētie transporta līdzekļi agrāk vai vēlāk spēlēs izšķirīgu lomu mūsu satiksmes apritē. Noteiks to, kā mēs transportējam preces, kā mēs braucam paši. Un referents ļoti pareizi ir pieminējis ne tikai transporta līdzekļus, kas ceļo pa ceļiem, bet arī ūdens ceļu nozari, tas skars, kur būs automa, autonomie kuģi. Uh, Tas arī veicinās intermodālo transportu veidu attīstību. Es dažos vārdos par automatizēto transportu. Mēs vēl neesam paredzējuši visas sekas, kā darbosies šie transporta līdzekļi, kā viņi komunicēs savā starpā, ko viņi darīs attiecībā uz vidi, kā ir ar privātumu. Un, ja mēs gribam uh, pilnvērtīgi izmantot šo potenciālu, trešajām pusēm ir jādod iespēja tiešsaistē piekļūt pie vajadzīgiem tātiem, eh, tātad jādomā par inovācijām šajā jomā. Līdz ar to, ka brīvais mikrofons ir pabeigts un tagad komisārei vārds priekšsēdētāji, godāmie deputāti, transporta nozara mainās ļoti ātri. Mums ir jāatzīst, ka šīs pārmaiņas notiek un, un jādomā par to, kā padarīt Eiropas mobilitāti drošāku, ilgspējīgāku un pieejamāku. Tāpēc nepieciešama rīcība, lai mēs padarītu Eiropas nozari konkurētspējīgāku, lai nodrošinātu arī darba vietu stabilitāti. Šīs realitātes ir labi izgaismotas Vandena Kampa kunga sagatavotajā ziņojumā. Referents fokusējas uz darbībām, kas ir nepieciešams Eiropas Savienības līmenī. Dažos vārdos gribu runāt par ilgspēju. Transports eh, dod lielu ieguldījumu gan gaisa piesārņojumu līmeņi, gan arī eh, ap, eh, līmeņos, gan arī apkaros eggāzes. Mums ir jādomā par to, kā dekarbonizēt mūsu mobilitāti, un automatizētā transporta līdzekļu vadīšana ir daļa no uzdevuma, kas palīdzēs mums veikt uzdevumu. Uh, Lielas paldies, ka jūs atbalstat mūsu mērķu īstenošanu par drošību uz ceļiem. Ne, ne, pavisam vēl nesen mēs arī proklamējām, ka vajadzētu 2015. un 2016. gadu proklamēt kā gadus, bet uh, bez letāli cietušajiem uz Eiropas ceļiem. Bet tagad, kad mēs runājam par viedām transporta sistēmām, mēs esam um, no, nonākuši pie nopietna pārāvuma mums ir trešā mobilitātes pakotnē, kur mēs runājam par ilgspējīgu pieeju ceļu satiksmes drošībai, un mēs piedāvājam savā stratēģijā eh, nodrošināt globālā līdera lomu Eiropas Savienībai. Šī stratēģija ir balstīta uz trim pīlāriem. Vispirms ir turskais ietvars, kas rada tādu vienotu tirgu automatizētai mobilitātei. Otrs pīlārs ir finansiālais atbalsts Eh, lai visā nozarē varētu nodrošināt zinātnisku pieju, arī tālāk izmantošanu. Un trešais pīlārs - sociālo, ekonomisko un ētisko aspektu izvērtēšana. Transporta līdzekļi kļūst aizvien tīrāki, savstarpēji savienotāki. Uh, un aizvien vairāk mēs runājam par vadīšanu bez šofera un neradot emisijas. Tāpat laikā arī cilvēku prasības attiecībā uz mobilitāti aug un arī attieksme par to mainās. Iedzīvotāji grib spēt mainīt transporta veidus bez aizķeršanās un grib arī iegūt informāciju bez šķēršļiem. Tāpēc eh, transporta līdzekļi kļūst par multimodālās mobilitātes neatņēmumu sastāvdaļu. Uh, un šie transporta līdzekļi sniedz absolūti nepieciešamus uh, pakalpojumus, arī piedāvā iekļaujošu attieksmi, iekļaujot, um, ieskaitot arī vecāka gadagājuma cilvēkus. Bet uh, ir jāatrisina arī problemātiski jautājumi. Jūs jau runājāt par drošību, par datu aizsardzību, par godīgu piekļuvi datiem, par ētiskiem apsvērumiem, par to, kā integrēt auto automatizētos transporta līdzekļus eksistējušās sistēmās un kā mēs varam to saistīt ar mūsu prasmju darba kārtību. Uh, un, lai mēs virzītos uz priekšu, es gribu runāt par trim elementiem, kas ir saistīti ar rīcību. Vispirms, radīt kopīgu platformu ko, savietojumai mobilitātei, kur visi iesaistītie uh, pieliek pūliņus, lai virzītu mūsu uzdevumu sasniegšanu. Otrs, uh, izveidot kopīgu uzņēm, tādu uzņēmēju institīvu e, šīs mobilitātes veicināšanai, kur mēs apvienotu gan publiskās, gan privātās spējas, tādējādi veicinot jauno risinājumu ieviešanu. Es e, uzklausīju jūsu viedokļus un paldies, ka jūs atbalstījāt šo iniciatīvu. Treškārt, mēs gribam pārskatīt Eiropas noteikums par transporta līdzekļu drošību, gribam dot uh, arī ietvaru, ko varētu apstiprināt tipu eh, automatizētiem transporta līdzekļiem. Es eh, tiešām gaidu arī juridiskā tekstu un galējo diskusiju par to. Ceru, ka tas notiks līdz šī sasaukuma beigām. Nākotnes mobilitāte un gala lietotāju vieta lieta ieņem centrālo pozīciju mūsu domāšanā, kā arī mūsu rīcībā. Mums ir jāpaturprātā, ka mobilitāte ir cilvēku un preču pārvietošanās stūrakmens, un tā ir fundamentāla nozīme, lai nodrošinātu Eiropas Savienības funkcionēšanu. Paldies! Paldies! Līdz ar to mēs esam beiguši šo debati, rīt balsosim. Tālāk viens minūtes uzstāšanos saistība, tas ir saistīts ar 144. punktu reglamentā. Vinklēr kungs, lūdzu. Köszönöm szépen, elnök asszony, uniós csat... Priekšsēdētājs kundze. Kopš Rumānijas pievienošanās Eiropas Savienībā Eh, Rumānija pirmo reizi ir prezidējošā valsts, un tās ir liels izaicinājums. Bet eh, vai tā būs eh, veiksmīga prezidentūra, un vai Rumānija būs vēlreiz veiksmīgi pievienoties Schengen zonai, tas ir jautājums. Junkerkungs Bukarestā teica, ka tas būtu ļoti svarīgs solis. Tajā Nikungs teica, ka dalība valstis, kuras Eh, noraida šo pievienošanos, vajadzētu mainīt savu pozīciju. Jau astoņus gadus Rumānija tas netiek ļauts, un es ļoti ceru, ka nākamajos sešos gados šī mēnešos šī pievienošās varēs notikt, un tā būtu laba zīme gan mūsu valstī, gan visai Eiropas Savienībai, jo eh, tādā veidā mūsu iedzīvotāji nebūtu otrās klases cilvēki. Paldies! Paldies, tagad Rodrigesa Piņēro Fernandes kundze. Ahora, perdón. Gracias, presidenta. Paldies, priekšsēdājas kundze. Es eh, gribētu eh, runāt par citrus augļiem eh, Valencijā un uh, uz lauksamniekiem, kuri tos audzē. Proti eh, divi miljardi eh, no apgrozījuma nāk tieši no šīs te nozares, un šajā jomā ir arī tūkstošiem darba vietas. Pēdējos mēnešos e, ir situācija jau bijusi tāda, ka mēs esam zaudējuši simtiem tūkstošiem eiro saistībā ar slikt, sliktiem laika un tirgus apstākļiem. Mums ir nepieciešami risinājumi, tāpēc es uzaicinu Eiropas institūcijas sagatavot saku izvērtēšanu saistībā ar e, Mm, eksportiem no Ēģiptes, Dienvidāfrikas vai arī Turcijas. Vēl es aicinu stingrāk, ievies stingrākas muitas kontroles, eh, lai novērstu negodīgu tirdzniecības praksi. Un es gribētu arī lūgt Eiropu vērsties pret vienošanos par cenām. Eiropa ir vajadzīgi savi lauksemnieki. Paldies! Un tagad Čembatska kungs. Uh, Priekšsēdētājs kundze, mīļie kolēģi, e, pagājušajā nedēļā mūsu komiteja izplatīja trīs priekšlikumus saistībā ar mobilitātes pakotni, e, bet šie te priekšlikumi tika norādīti. Un šajā situācijā daudzi uzņēmumi ehm, zaudēs darbu. Un šie te priekšlikumi liecināja par diviem standartiem - austrumos un rietumos. Un eh, te mēs redzam, ka brīvā konkurence liek eh, E, šķēršļus transporta uzņēmumiem no Austruma Eiropas, un tādā veidā tiek kropļota konkurence, un tāpēc šī te pakotne ir lemta neveiksmē. Mēs lūdzam parlamentu vēlreiz pārskatīt šo te lēmumu, jo e, mēs nedrīkstam pieņemt lēmumus, kas attiecas uz tik daudziem Eiropas cilvēkiem. Ceru, ka parlamenta priekšsēdētāja konferences norādīs šo te dokumentu. Paldies!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 E, te dni je aktualno vprašanje, kaj bodo Evropske unije. Šajās dienās e, ir aktuāls e, jautājums par to, kāds būs Eiropas vēlēšanu rezultāti. Diemžēl mēs nerunājam tikai par bailēm un eiforiju, kas ir eiroskeptisko pus, partiju pusē. Ir runa par Eiropas Savienības ticamību. Šajā dienā mēs runāsim ar Spānijas prezidentu Sančes par Eiropas nākotni. Tik tikai dažas dienas pirms procesa, kad tiks vērsts pret Katalonijas politiskajiem ieslodzītajiem, pret kuriem e, tiks vērsti drakoniski spriedumi. Bet mēs klusējam. Mēs runāsim par Rietumu Sahāru un savām tirdzniecības e, interesēm un arī neievērojam, ka cilvēktiesības tiek pārkāptas šeit. Vai mums ir plāns B Maķedonijas krīzei, e, kur mēs solījām Eiropas novokotni? Un šajā gadījumā mūsu ticamība tiek apšaubīta apšaudīt. Tad paldies! Paldies! Un tagad nākamais Buhnerkungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ir pagājis gads, kopš tika e, Eiropas parlamentā pie e, 20, e, 92% vairākumu tika pieņemts e, dolā izmantojuma eksporta kontroles pieņemtas jo tā jau ir Eiropas tehnika, ar kuru daudzās pasaules daļās tiek eh, notiek tādas lietas kā žurnālistu un režīmu pretinieku apcietināšana, piemēram, Irāna un Kašoki gadījums vai arī Arābu pavasara sabrukums. Eh, šī te regula tagad, eh, tai ir nepieciešama ministru padomes atbalsts, bet tā to nedara. Vispirms tā bija Zviedrija un Somija. Somija saistībā ar Nokiju un Eriksena jautājumu. Tagad tā ir Francija. Mēs patiešām nevaram saprast, kā Francija eh, nav ar mieru apturēt ikdienas eh, cilvēku tiesību pārkāpumus, kas tiek veikti ar Eiropas un īpaši Franču tehniku, par spīti visiem centieniem, ko pieliek Rumānijas prezidentūra. Esmu vīlies par Francijas valdību, jo tai ir jāievēro cilvēku cilvēktiesības. Jā, nākamais runātājs kārtīkungs. Lielas paldies! Pagājušā mēnesī šis parlaments apstiprināja fondu, kas piešķirs 13 miljardus eiro aizsardzības nozarei Eiropai, noklājot visu nāvējošu ieroču ciklu, sākot no pētniecības līdz to laišanai darbībai. Šādā veidā mēs subsidējam aizsardzības nozardzību, no, nu, no, noziedzību faktiski šai jomā. Pēc tam šie ieroči tiek izmantot Jemenā un citur pasaulē, to izmanto brutālākie režīmi. Es domāju, ka šādā veidā tiek pārkāpta īrijas kā valsts neutralitāte, ko tā jau daudzas valdības savā darbības laikā ir apdraudējuši. Īrijas neutralitāte bija tā, kas ļāva tai spēlēt starptautiskā jomā ļoti labu un, iz, un nodrīgu lomu, un mēs varējām tādējādi piedalīties mieru uzturēšanas spēkos un tam līdzīgi vēršoties pret kolonizāciju un tam līdzīgi, un e, cenšoties konfliktus atrasināt. Mums vajadzētu risināt konflikts, nevis dot ieguldījumu karos. Šā Tādā veidā, līdzdarboties aizsardzības fondam, mēs padarām situāciju pasaulē nedrošāku. Mēs nevēlamies piedalīties šāda veida darbībā, nāc pienācis laiks celties kājas un iestāties par īrijas neutralitāti. Nākamais runātājs Sošņērts kungs. Es esmu, jā. Proszę Państwa, mm, to co dzieje się obecnie. Dāmas un kungi, pat labam Francijā uh, notiek sociālie nemieri, kas ir šīs Eiropas beigu sākums. Uh, tas, kas šeit tiek īstenots kā utopiska vīzija vai arī mēģinājumi to darīt, tā patiešām ir zīme tam, ka mēs e, esam attālinājušies no realitātes, un tad notiek sadursme ar realitāti. Ar klimata politiku jau viss sākās, bija runa arī par e, degvielas cenu pieaugumu, un te nu mums ir e, sekas, kas atspoguļojas ekonomikas politikā. Tiek solīti, solīta debesmanā, bet bet eh, solījumus nevar vienkārši turēt. Un eh, cilvēki tic valsts visvarenumam, gaida, kad būs eh, efekts un nesaprot, kāpēc sistēma piedzīvo savu bankrotu. Un tā izskatās, ja tiek apspiestas debates, kuras pēc tam eksplodē, un kur nu vēl nāvis soda likvidēšana tā tālāk. Un tagad Fārija kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, kolēģi kunga. 2019. Eh, gads eh, sākās ar eh, Ķīnas un Taivānas nesaskaņām. Prezidents Šī Džinpins atkal uh, atsauca uh, spēkā savus draudus pielietot pret Taivānu spēku. un e, situācija sāsinās arvien vairāk šajā te e, laikā, kad arī ir eh, biznesa jomā e, konflikti. Eiropas Savienībai nav oficiālu diplomātisku sakaru ar Taivānu, bet tomēr Eh, ja es domāju par demokrātiskajām vērtībām, tad mēs tās dalām ar Taivānu, tāpēc mums vajadzētu darīt visu iespējamo, lai atbalstītu Taivānu un izmantotu miermīlīgus ieročus. Paldies! Paldies! Un tagad Ferandīno kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Pat labāk eh, komunikācijā un satiksmē privatizācijas procesi ir radījuši īpašu situāciju. Eh, mums pat labāk ceļot gan ir vieglāk eh, starp dalībvalstīm un dalībvalstīs, bet, piemēram, Kalabrijā vai citos reģionos attīstība nav nonākusi tādā līmenī. Un tā, piemēram, šis reģions ir izolēts un arī no Romas Romas turnemas tik vienkārši nav nokļūt. Tā, piemēram, arī Ryanieris eh, atcēla eh, reisus no eh, Venēcijas un arī vilcienu satiksme nav E, patiešām ideāla. Tas nozīmē, ka e, šajās te starp reģionu e, satiksmē, piemēram, no šī reģiona, lai nonāktu galvaspilsētā, tas maksā vairāk nekā 80 eiro, bet no Romas uz Milānu aizbraukt tikai 44 eiro. Vai ir patiešām iespējams, ka vienu reģionu tā var atslēgt no pārējā progresa? Paldies, un tagad Skripe kungs madam president withdrawal. paldies! Eh, ASV spēku atvilkšana no Sīrijas nopietni ietekmēs eh, drošības situāciju, Turcijas agresijas eh, sit, un kaimiņa attiecības tiek apdraudētas katru dienu mēs redzam dienvidu robežas un mēs redzam katrā dienā simtiem tūkstošiem kristiešu un citas minoritātes uh, ir pakļautas eh, E, džihādistiem ir spriestas atstāt valsti, un tāpēc mēs aicinām ASV administrāciju palēnināt spēku atveik, atvilkšanu, lai drošāku darītu situāciju kristiešiem un citiem, e, citām minoritātēm. Es aicinu arī NATO valstis e, aicināt partneri Turciju būt iecietīgai pret minoritātēm un arī dzēnu Sīrijā. Un un tāpēc arī eh, rūpēties situāciju par to, lai Sīrijas reģionos kurdu miliči vēl varētu aizstāvēt iedzīvotājus. Paldies, tagad Cilīmovičs kungs. Thank you, Madam President. Paldies! Ir pagājuši trīs ilgi gadi, kuru laikā Bosnija, Hercegovina, nav iestrādājusies eh, sadarbībā ar mūsu parlamentu. Ir pagājuši trīs gadi, mēs esam dzirdējuši stāsti par to, eh, kā, kādas procedūras mums būtu jāapgūst. Eh, mēs redzam, ka tādā veidā šī valsts nav pārvaldāma, kā jūs gribat priekšsēdētājas kundze. Ja kāda valsts grib pievienoties Eiropas Savienībai, tai ir jāpieņem pieņem eh, nepieciešamie likumdošanas akti. Un es eh, ceru, ka jaunajā politiskajā situācijā eh, tiks atrasti risinājumi un sāksies reāls darbs, jo ir jāpaveic daudz svarīgākas un sarežģītas lietas ceļā uz Eiropas Savienību. Paldies! Paldies, Kungs! Paldies, priekšsēdētājs kundze. Spānijas valdība ir eh, pat labam novērsus iespēju vidusjūras, eh, vidusjūrā eh, glābt cilvēku dzīvības. Iestašanās Barcelonā nav iespējama, jo tiek runāts par to, ka Itālija un Malta nenodrošina drošas ostas un tāpēc arī nevarot glābt cilvēku dzīvības un tāpēc arī nevar rīkot šādas te glābšanas akcijas. Es domāju, ka arguments ir vienkārši pervers jo te jau galu galā nav runas par uh, kruīzu kuģiem un luksusa braucieniem, bet gan maziem kuģīšiem, kas grib glābt uh, bēgļus. Uh, Pagājušajā gadā pēc ANO sniegtajiem datiem vairāk nekā 2000 cilvēki gāja bojā. Vai jūs domājat, ka ņemot vērā šos dramatiskos apstākļus, mēs varam atļauties apturēt kuģus, kuru uzdevums ir vienīgi beigt cilvēku ciešanas? Katrā aizslēgtā, ar katru aizslēgtu ostu, ar katru noslīgušu cilvēku mirst arī Eiropas eh, vērtības. Paldies! Jārika kungs tālāk lūdzu. Šī gada sākumā Nīderlandē avīzē tika atklāts, ka Google ir pārvedis vienu miljārdu eiro peļņu uz Bermudu salām. Nu, vienkārši izcils moments, e, kā parādīt iedzīvotājiem, ko, ko dara vai nedara šagrīmā valstu budžeta, respektīvi šis miljards eiro aiziet garām nodokļos. Ar tiem mēs varētu Eiropas Savienībā finansēt viez, skolas, slimnīcas un tā tālāk. Un šajā gadījumā šie nodokļi nāk par labu minoritātei vienam procentam bagātāko. Mm, tas, protams, saistīts arī ar valstu deficītiem un visiem e, mēģinājumiem to apkarot, bet tāpat laikā pret šiem cilvēkiem nevēršamies, pret šīm kompānijām nevēršamies. Tāpēc vēlamies. Uh, e, vēlamies, lai tiktu uzklausīta savu starptautiskie priekšlikumi, ko šāda veida praksa tiek aizliegta, tā lai bankas attiecīgi šādā veidā nozog to naudu, atdot atpakaļ un līdz ar to būtu atbilstīgi iekasēt nodokļu maksātāju naudu. Paldies! Es paldies nākamā runātāja Šoidrovas kundze. palach bylo to. sixteen ledna. one thousand nine hundred and sixty nine o tři dny později na následky popálenin zemřel. Um, ehm, vēlos runāt par čehu studentu Janu Palaču, kas 15 gadiem pašsadedzinājās un pēc tam arī mira no gūtajiem uh, eh, ievainojumiem. Viņš protestēja pret padomju invāziju padomu okupāciju. Viņš vēlējās šādā veidā atmodināt iedzīvotājus no apātijas, atgādāt viņiem par Prāgas pavasara ideāliem un mērķiem. 68. gadā viņš gribēja parādīt iedzīvotājiem, ka ir, ies, ka ir iespēja pretoties un uh, vienkārši padarīt šo, šī, šo informāciju plašāk saredzamu. 89. gadā beidzot tika Ehm, kaut kas panākts, iedzīvotāji vērsās pret ehm, režīmu. Viņš gāja bojā, bet viņa nāve nebija velta. Viņš eh, no, no, nolika savu galvu par brīvību. Runātāja tiek pārtraukta. Nākamais runātājs. Anamija. Mairs kundze. Thank you, President. Es paldies priekšādātāji. Cilvēki tur pārteica, ka Brexit būšot kaut kas vienkāršāks, vienkāršas tirniecības dalī, darījumi, vienkāršas robežas, veselības sektoram naudu, nu kas tās par milzīgām muļķībām. Nu un lūk, Te nu mēs redzam, kas noticis. Valdība liek mums priekšā tagad e, līgumu par prāmjiem ar uzņēmumu, kuriem nav prāmju un ne, nespēja neko darīt. Šis darījums nozīmē, ka mums it kā būs tomēr jāievēro noteikumi, bet nebūs nekādas teikšanas par to visu. Mums nāksies maksāt šo naudu par šķiršanos milzu summas bez jebkādām garantijām nākamā. Tas ir slikti ražotājiem Lūtonā, tas ir slikti pasažieriem, kas lidos no stāstedes, tāpat arī Kembridžu universitātes pētniekiem nekā laba nebūs. Mēs esam šeit tirgu tirgojušies un kaulējušies ar reālu varu un esam faktiski domājuši tikai par ļoti nosacītiem veidā par suverenitāti. Es to nesaku savā vārdā, es to saku visiem deputātiem, kas ir eh, apakšpalātā un saku viņiem, lai viņi balso pret šo nožēlojamo darījumu. Jāpagarina 50. panta darbību un jāpieliek punkts šai, pa, šim pazemojumam. Nākamais runātājs deputāts Marijas. Merkele ieradās pie mums. Un jāsaka, viņas apmeklējums bija vienkārši pliķis Grieķijas iedzīvotāja sejā. Viņi nemaksās kara eh, reparācijas Grieķijas iedzīvotājiem. Viņi tikai vēlas, lai mēs turpinām īstenot šos nožēlojumos nolīgumus, eh, prespas eh, nolīgumu, respektīvi, kurā faktiski tiek izteikts prasības tikai pret skopiešiem, bet netiek, eh, at, netiek at, mēs neatceramies vairs par vēsturi. Grieķijas iedzīvotāji vēlas, lai tiktu izveidota zināmā mērā kaut kāda koalīcija, lai tomēr šīs eh, nolīgums parlamentā tiktu apstiprināts, jo viņiem pietrūks drosmes rīkoties un sasaukt referendumu par šo jautājumu. Kas tā par valdību? kur tikai 151 eh, nobalsoja par to visu, kaut gan vajadzētu 180 balsis, ņemot vērā, ka tās ir mūsu suverenās tiesības to piešķiršanas kopiešiem. Tā vietā, lai uzklausītu Grieķijas iedzīvotājus, eh, valdība viņus ignorē. Mēs iziesim eh, ielās 20. janvārī un mierīgā kārtā pārstāvēsim savus uzskatus. Neredzu zālē nākamo runātāju, saka priekšādātāji. Gracias, presidenta. Tad tālāk. Priekšsādātāja saka Gonzales Peņas kundze. piedzīvojam kārtējo reizi, kad atkal kaut kāda tāda starptautiski koncerni ierodas mūsu teritorijā, piesārņo to nodaru pār iedzīvotājiem, pēc tam pārvietojas uz valsti, kur darba izmaksas ir krietni mazāks. Un tieši tā tas ir šobrīd ar ASV bāzēta alumīnija koncernu Alko. Viņi slēdz savas fabrikas Spānijā un atver tagad un pārvieto tās uz Saudārābiju. Viņi pat nevēlas pārdot savas, savas fabrikas, tāpēc, ka nevēlas šeit nekādas konkurences eh, priekšrocības nodot citiem. Šādā veidā tiek apdzīvot, apdraudēts simtiem darba vietu un eh, kopienu, kur eh, pašvaldību, kur šīs fabrikas izveidotas. Tāpēc arotbiedrību attiecīgās komitejas pieprasa, lai tiktu pievērst, pie, piemērotas konstitucionālās garantijas. Un šādā veidā netiktu pieļaus, pieļautu šo fabriku slēgšanas. Procesam jānotiek konstitucionāli, tā lai mēs varētu izvairīties no darba vietas zudumiem un no traģēdijas, ko tas nesīs līdzi. Nākamais runātājs Tokeša kungs. Elnök asszony, annak ellenére... Priekšādātāji, Neskatoties uz to, ka priekšādātājs Junkers pauda nopietnas šaubas par to, vai Rumānija būs gatava noturēt prezidentūru ehm, šajā pusgadā, un arī Eiropas Savienība nosodīja mūsu valsti plenāsēžu debatēs un ar rezolūciju. Uh, par nopietniem tiesiskumu pārkāpumiem pagājušajā gadā. Šobrīd es līderi, tagad, kad Rumānija ir pārņēmusi prezidentūru Bukare, Bukarestē un darīja to šī janvāra sākumā, eh, tomēr runā par kaut kāda veida panākumiem un veiksmi, ko Rumānijas prezidentu globāli varētu tomēr gūt ehm, arī pāvests Francis grasās šogad ierasties Rumānijā. Un līdz ar to visi šie, visi šīs vizītes un uh, cilvēki leģitimizē postkomunistisko sistēmu Rumānijā, šo režīmu, kas cenšas apspiest reliģiskās minoritātes, atņemt tiem tā, to tiesības. Es turklāt gribētu pieminēt mm, arhibīskapa dio, diocēs pieņemto rezolūciju, kur tiek teicis, ka faktiski cilvēktiesības un reliģiskās tiesības Rumānijā tiek pārkāptas. Uh, un pamatiesības netiek izpildītas. Runātājs tiek pārtraukts, mikrofons viņam tiek izslēgts. Jā, madam Zoana. Nākamā runātāja Zoanas kundze. Priekšādā eh, komisārs kundze. Esam nobežījušies par lēmumu, ko pieņēmis Austrijas parlaments, ka rezultātā tūkstošiem rumāņu bērnu un ģimeņu eh, šajā valstī sastops ar cilvēktiesību pārkāpumiem. Tas viņu pieņemtie lēmumi iet pret nediskriminācijas principu. Komisārs Kunze vairāk ārkārtīgi daudz bērnu šādā veidā tiek skārti. 21. pants pamatiesību hartā eh, ir pretrunā šādiem lēmumiem. Austrijas parlaments šos Eiropas pilsoņu bērnus padara par tādu kā citas eh, pa, pakārtot šķiras eh, cilvēku slāni. Viņi Viņi taču ir vienkārši citu dalību valstu pilsoņi, kas strādā Austrijas teritorijā, maksā tos pašus nodokļus kā Austrijas iedzīvotāji, un to visu ņemot vērā, kāpēc gan šīm ģimenēm būtu jāsaņem mazākas summas bērnu kopšanas atbalsta jomā. 100 miljonus eiro kopumā mazāk saņem šīs ģimenes nekā austriešu ģimenes. Tas iet pretrunā vienlīdz, vienlīdzīgumam darba tiesību jomā, tas iet pretrunā Eiropas Savienības pilsoņu tiesībām. Kolēģi, es jūs gribētu mudināt steidzam rīkoties un vērsties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 Valdībai vajadzētu pieņemt risinājumus, tai vajadzētu izmantot produktīvāku modeli tā, lai uh, rūpnieciskais IKP pieaugtu, lai notiktu investīcijas pētniecībā, izstrādē, novatorismā. Un nepieciešama arī darba tiesību reforma, tā kā to veicinējas iestādes. Daudzi ir cietuši no šāda veida kļūdainām, kļūdainiem mēriem. Mums beidzot ir so, jāizveido sociālas reformas, tādi sociāli pasākumi, kas ļautu darba ņēmēju slikt mūsu ruvi pašā degpunktā. Nākamais runātājs. Šogorkungs. Šobrīd prezidentūras groži ir Rumānijas rokās. Un, diemžēl, joprojām 12 gadus pēc tam, kad šī valsts iestājās Eiropas Savienībā, ir tāds dalībvalsts, kas neļauj Rumānijai un Bulgārijai iestāties Schengen zonā. Manuprāt, tas ir vienkārši apkaunojoši. Eiropas komisija uh, jau 2011. gadā norādīja, ka šīs abas valsts ir gatavas pievienoties Schengenas zonai. Tās ir īstenojušas vajadzīgos mērs un pasākums, lai nostiprinātu savus robežus, ir gatavas aizsargāt ārējās robežas šajā teritorijā, atšķirībā no vienas otras citas dalību valsts, kas ir Schengenas zonā šobrīd. Šādi kavējot šo valstu iestāšanos Schengenas zonā bez jebkādiem oficiāliem pamatojumiem, šīs dalību valstis nosūta ļoti nopietnu vēstījumu 25 mēs, pils, miljoniem mēs pilsoņiem šais valstīs. Un šī vēsts ir tāda, ka viņi tiek uzskatīti par otrās šķirs pilsoņiem ka viņi nav pelnījuši eh, nekādu paskaidrojumu par šo situāciju ir ārkārtīgi svarīgi, lai tās valdības, kas ir pret Schengen zonas paplašināšanos, uzņems atbildību par šiem lēmumiem, paskaidro to, pamato to, jo šāda situācija pilnīgi noteikti apdraud kohēziju Eiropas Savienībā kopumā. Paldies! Monsieur Popa. Popas kungs tālāk doamnă președintă. După cum uh, se știe, Austrija. Priekšsēdētāji, paldies! Kā jau tika teikts, Austrija nesen pieņēma tādu likumu, ar ko atbalsts, eh, bērnu kopšanas atbalsts neredzentu ģimenēm ir mazāks par atbalstu, kas piešķirts autrīs ģimenēm. Kā mēs zinām, rakārtīgi daudz rumāņu ģimeņu, kas dzīvo šai valstī un tur strādā, viņi maksā tāpat laikā tādu pašu apjomu nodokļus, kā to dara Austrijas pilsoņi, tāpat laikā bērnu kopšanas pabalsts tiks samazināts šīm ģimenēm līdz tādam līmenim, kāds šobrīd aktuāls Rumānijā. Tādējādi tiek radīta diskriminācija, kas nav pieņemama. Turklāt šis likums, protams, attiec ne tikai uz Rumāņu ģimenēm, bet arī uz visām citām ģimenēm no citām mēs dalībvalstīm, kas strādā Austrijā. Tādējādi tiek īstenots pārkāpums pret jebkāda veida sociālajām tiesībām. Vienlīdzīga, vienlīdzīga pabalsti pie vienlīdzīgas nodokļu maksāšanas. Austrija šīs tiesības liedz. Tas apdraud Eiropas kohēzijas projektu un pilsoņu ticību šim projektam kopumā. Es aicinu Eiropas komisijas teikt, steidzam rīkoties, pieņemt atbilstīgos mērus, tā lai Rumānijas pilsoņi, kas strādā Austrijā, nekristu par upuriem šāda veida diskriminējošai politikai, kas neatbilst Eiropas Savienības vērtībām. Paldies, nākamais runātājs. Havarta kungs, priekšādātāji. Pēdējās nedēļās esam piedzīvojuši to, ka Lielbritānijas deputāti tiek iebiedēti. Policija šobrīd viena no šāda veida uzmākšanās īstenotājiem ir arestējusi. Tas ir Brexit uh, pretinieks. Uh, tie, kas iesaistās šāda veida rīcībā, šķiet ir saistīti ar eh, labēji ekstremālām grupām, ar mm, faktiski saistīti pat ar noziedznieku, kas šobrīd izmanto segvārdu Tomijs Robinsons. Nigel Farage var šeit ticēt. Mm. Un viņš, šīs noziedznieks, šobrīd iekļa, iecelts par īpašo uh, konsultantu Batenem. Neaizmirsīsim, ka Brexit referendumā leiboristu vadītājs Džo Koksa tika nogalināta. Mm Šāda vardarbība nav pieļaujama. Es esmu uzrakstījis eh, konstabliem Dienvidu Austrum Anglijā, kurā runāja par to, ka šāda veida varmācīgo iebiedē, iebiedējoša rīcība pret deputātiem nav pieļaujama un tā ir jākontrolē. Un visbeidzot, Džulija Vorda. Going on hunger strike. Bada, streika, ba, bada streiks tas nav vienkārši labums. Tāpat laikā šāda veida izmisīgus eh, um, rīcību īsteno vairāki kā pēdējo iespēju. Šeit runāju par Leilu Guvenu, kas ir atteikusies no pārtikas 67 dienas protestējot pret necilvēcisko politiku, izolācijas politiku, ko Turcijas varas iestādes jau ilgi īsteno pret kurdu vadītāju Abdulu Ožalanu, kas ir tur cietumā. Lēla pati bija cietumā vairāk par gadu gaidot tiesas prāvu, tāpēc, ka viņa um, kritizēja Turcijas uzbrukumus. Mēs tos kritizējam arī šeit, šai parlamentā, un valu šeit, varu šeit runāt brīvi, bet Lēla un simtiem citu to nevar darīt tāpat laikā. Ir arī mm, kāds britu labdarības organizācijas pārstāvis, kas um, iemest tur cietumā, un arī viņi šobrīd uzsāk bada streiku protestējot pret to, ka viņiem tiek liekta medicīniskā parīdība. Šādos izmisīgos apstākļos cilvēki ķers pie izmisīgiem soļiem, bet vai pasauli klausās, es gribētu, lai plašiņas līdzekļi vērš, pievērš uzmanību šiem gadījumiem un uh, saceļ taisnīgu sašutumu pret šāda veida nodarījumiem. Paldies, līdz ar to mēs nobeidzam šo mūsu vakara daļu. Nākamā sanāksme respektīvi plenārsesija atsāksies rīt no rīta. Attiecīgie mm, dokumenti tiks atbilstīgi publicēti un sanāksim šovakar slēdzam.